Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Labu rītu visiem. Varam atsākt sanāksmi. Un pirmais darba kārtības punkts šorīt mums darba kārtībā ir debatas par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Saskaņā ar reglamenta 144. pantu. Pirmais punkts šais diskusijās ir būs stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata. Pirms mēs sākam diskusijas savukārt gribēju teikt jums lūko. Plenārsēdes laikā šonedēļ testējam jaunu sistēmu. Tās iet ietvaros deputāti var elektroniski pieregistrēties brīvā mikrofona procedūrai un tāpat elektroniski pieregistrēt arī zilās kartītes jautājumus. Ja esmu saņēmis ēpastu, e kurā ietverta informācija par šo sistēmu, un tas, tas noteikti ir nosūtīts arī jums. Un uz jūsu galdiem ir arī instrukcijas uz papīra. Tātad, lūk, jūs varat lūgt vārdu, piesakoties, nospiežot īpašo pogu balsošanas iekārtā. Turklāt, lūdzu, lieciet aiz auss ka tāpat laikā jums vienlaikus iespējams pieprasīt lūgt vārdu arī parastajā veidā, respektīvi paceļot roku vai pavicinot kādu baltu papīra lapu vai pienākot personīgi te pie sekretariāta. Tātad tas attiec uz brīvā mikrofona procedūru un zilās kartītes jautājumiem. Šī elektroniskā sistēma, kā jau teicu, tiek testēta Tas notiks vairāku diskusiju laikā šodien, un tāpēc lūkšu jums paturēt vienmēr pie sevis balsošanas kartīti, tā lai jūs šo sistēmu varētu izmantot. Šī elektroniskā sistēma tiks testēta, kā jau minēju, arī šo tūlītējo diskusiju laikā. Tās tūlīt sāksim, un, kā jau teicu, runāsim par situāciju Turcijā konkrētāk par ievēlētu mēru atcelšanu nomatu. Vispirms uz divām ar pus minūtēm došu vārdam vienam no rezolūcijas sagatavotājiem, Sergejam Lagodinskim. Lūdzu. Um, liebe kolēģin, liebe... Godātie kolēģi, ja varu dot jums kādu padomu, tad paiet tālāk, vienu māju tālāk šeit uz Eiropas padomes māju un nu, uz, paklausieties tur notiekošajās uzklausiešu. Tur runa ir par cilvēkiem, par viņu brīvību. Vakar skatījos e, Demirtaša sievas acīs un citu e, šo cilvēku tuvinieku acīs. Šodien mēs nerunājam tik daudz par Demirtašu, kā par tiem vēlētajiem tautas pārstāvjiem, kas ir atcelti nomtiem, kaut gan viņi tikuši demokrātiski iecelti. Te runāju par e, Adnan Zelčuk Mitraklī, Ahmedu Turku un Bedjodzgoči Ērtanu un citiem simtiem, simtiem cilvēku, kas šobrīd aizturēti, kaut gan ir ievēlēti pārstāvi, pašvaldību deputāti un tā tālāk. Te runājot par kaptenu Džoglu, kas savukārt arī Stambulā tiek aizturēts, tāpēc, ka viņš 2012. gadā kādu nepamatotu tvītu ielicis internetā. Un jā, šajā rezolūcijā mēs runājam arī par cilvēku tiesību aktīvistu drošību, tie par tiem cilvēkiem, kas iestājas par citiem cilvēkiem, viņu tiesībām, arī par jūsu brīvību. Viņi riskē ar savu brīvību, ar savu drošību. Un vakar, vakar arī ir notiesāts vēl viens šāds incidents, tāpēc, ka viņš izteica kritiku par augstāko tiesu. Un rezolūcijā runājam tāpat laikā par vēl daudz ko vairāk runājam par mūsu attiecībām, par attiecībām starp ES un Turciju. Kā redzam nākotne šīm attiecībām? Un šo attiecību nākotne būs ļoti sarežģīta. Bet šai gaidāmajā nākotnē nevar būt tā, ka 20% visu Turcijas eh, cietumos ieslodzītā faktiski tur ir tāpēc, ka viņi tiek apsūdzēti par eh, sadarbību ar teroristiem, un tāpat laikā šīs apsūdzības tā arī nekad nav pierādītas šai attiecību nākotnē. Tāpat laikā ir jābūt vērstai uz Eiropu, un tāpēc ir vērts iesaistīties strīdos diskusijās ar Turcijas valdību. Tā, tā mēs varam panākt šo brīvību. Tāpēc ir vērts runāt par cilvēku tiesībām šai valstī un tāpat laikā zinu, ka ne visi piekrīt manam viedoklim šai namā, šai parlamentā, bet domāju, ka ārkārtīgi svarīgi Turcijai šo Eiropas perspektīvu tomēr piedāvāt, to aizstāvēt. Un tieši šī perspektīva būs tā, kas varēs piedāvāt mums tādus vienotus kopējus pamatus tālākām attiecībām, kas balstītos uz savstarpēju cieņu un kas vienlaicīgi balstītos arī uz cieņu pret cilvēktiesībām un tiesiskumu. Un par to mēs runājam šajā rezolūcijā. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs, vēl viens rezolūcijas sagatavotājs, un tas ir Jāks Madisons. Jāsaka, es viņu gan neredzu zālē. Līdz ar to došu vārdu nākamam runātājam, kas ir deputāts Sančes Samors. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Lielas paldies vēlējos paust apmierinātību, ka ir šoreiz bijis tik vienkārši panākt vienošanos ar citām politiskajām grupām par šo rezolūciju. Un viens no iemesliem ir tas, ka cilvēktiesības šai valstī, jeb Turcijā, ir kļuvušas tik, nonākuši tik sarežģītā situācijā, ka vairs nav nekādu aizbildinājumu mums nerīkoties. Turcijas eh, tiesu sistēma šobrīd ir tāds aparāts, kas tiek eh, izmantots un pat eh, uzmanīgi izstrādāts tam, lai vērstos pret visiem brīvo domu paudošajiem. Mēs visi esam ārkārtīgi no, nobažījušies par to, ka ir atcelti no amatiem šie demokrātiski ievēlētie mēri. Viņi tiek aizstāti ar valdības gubernatoriem, ko neviens nav ievēlējis. Mēs šeit eh, runāj, nerunājam par tiesību ierobežojumu, kas nāk kā rezultāts tiesas spriedumam. Nē, mēs runājam par tādu mēru atcelšanu no amata, kas nu pat tikuši ievēlēti tiesiski un demokrātiski. Un viņi atcelti tāpēc, ka viņi nāk no opozīcijas partijas viņi nav tikuši pakļauti tie, taisnīgām tiesas prāvām vai kaut kādu veidu juridisko garantiju procesam. Nē, turklāt tiek īstenots process, kur ietvarās tiek izteikti draudi arī citiem mēriem, piemēram, Stambuls mēram Imam Oglu. Un viņš ir arī saņēmis plašu tautas atbalstu. Tad, kad runājam par AKP partiju, tad mēs šeit neizrunā, nerunājam par to, ka te kaut kāda solidaritāte būtu jāizrāda um, politiskās saimas partijai. Nē, mēs runājam par to, ka neatkarīgi no partijas uh, piedarības šāda veida notikumi nedrīkst norisināties skaidrs un gaišs, ka valdība Turcijā šobrīd vēlas apspiest opozīciju, un mums ir jādara kaut kas, lai tam pretotos, jo nedrīkstam šādā veidā iedzīvotāju cerības sagraut. Paldies! Nākamais runātājs - Abirs Alsahlānī uz pusotru minūtu lūdzu. Besta talman, ära. Er- Godātais eh, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi! Es eh, vispirms vēlētos pateikties visiem politiskajiem spēkiem un to pārstāvjiem par ļoti labo sadarbību, ļoti labajām sarunām, kad mēs mēģinājām kalt šo rezolūciju, ļoti aktuālo rezolūciju. Šajā rezolūcijā mēs runājam ne tikai par faktiem, ne tikai par to, ka CKP priekšsēdētājs, kurš uzvarēja vēlēšanās Stambulā, ir saņēmis gandrīz desmit gadu cietumsodu par to, ka viņš sociālajos mēdījos ir nopublicējis ko tādu, kas citās valstīs vispār netaptu pamadī, pamanīts. Tas pat attiec arī uz citu, uz citu apdzīvotu vietu mēriem. Mēs e, Eiropas parlamentā mums vajadzētu runāt par izaicinājumiem demokrātijai, par to, kā tiek, e, kā tiek vajāti aktīvisti, par to, kā e, tie, kuru rokās ir varas groži, šo varu izmanto ļaunprātīgi. Turcija ir ļoti svarīgs sadarbības partners Eiropas Savienībai, un tomēr Turcija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienības ārpolitikā. Uh, Es ceru, ka e, mums būs vēl rezolūcijas par Turciju, bet mana grupa, Eiropas atjaunotnes grupa, vienmēr ir iestājusies par cilvēktiesībām, un ja tas tiek pārkāpts tik lielā mērā kā Turcijā, tad mums ir kaut kas jādara. Es e, ceru, ka Eiropas parlaments balsos par šo rezolūciju, un es e, tiešām ceru, ka mēs atbalstīsim demokrātisko centienu aizdīgļus un dzīvību Turcijā. Lielas paldies! Nākamais runātājs Ozlems Demirels lūdzu. Kundze, es atnos. Priekšādā tādā mums un kungi. Um, šā, Turcijā nesen norisinājās pašvaldība vēlēšanas, val, mm, iedzīvotāji izdarīja savu izvēli, bet kas notiek kā rezultāts tam visam, šie ievēlētie mēri nevar pildīt savas funkcijas, funkcijas pienākumus, viņi tiek piespiedu kārtā aizstāt ar kaut kādiem ielikteņiem. Es skaidru un kārtīgi pateicu, ka tas ir nedemokrātiski un nepieņemam, un tieši tā tas arī viss ir mm, jāraksturo. Uh, AKP valdība šobrīd reaģē uz, bi, arī vēršas arī pret eh, sievietēm no opozīcijas partijas, eh, no, arī no Istambulas, pret Stambulas mēru vēršas. Tikai tāpēc, ka pirms kādiem desmit gadiem viņš ir ielicis internetā kaut kādu tvīta ierakstu. Tas ir vienkārši absurdi. Un tāpat laikā, tā, Tāpat laikā joprojām cietumos tur ir opozīcijas partneri, tūkstošiem pārstāvju, žurnālistu, cilvēktiesību aktonis, aktīvistu. Un mēs taču visi pazīstam Demirtašu un arī viņiem grib paust solidaritāti. Eh, godātie kolēģi, tas viss notiek Erdogana valdības ietvaros, valdīšanas ietvaros, jo viņš. Uh, vēršas pret visu, kas ir pret viņu. Tas parāda viņa vājumu. Viņš šādā veidā vēršas pret opozīciju, kas šobrīd ir salu, saliedējusies un grib Turcijā ko mainīt. Un te nerunājam tikai par tiesiskuma eh, kļūmēm, te runājam arī par runas brīvības apdraudējumiem. Ir tik daudz vēl citu faktu, vai jūs, piemēram, zinājāt, ka Turcija piedar pie tām valstīm, kur visvairāk tiek noslapkavotas sieviešu, pie vien pieaugošā skaitā tiek konstatētas šāda veida krimināla un reliģijas rakstura noziegumi. Tāpat uh, šīs pasīvās represijas, kas tiek vērstas pret arotbiedrību darbiniekiem, pret dažādu veidu NVO darbiniekiem, tas viss kopumā ņemot ir vienkārši nepieļaujami, un mums ir jālai gaismu uz visiem šiem notikumiem. Turcija šobrīd iet cauri politiskai un ekonomikas krīzei, Un no savas puses var teikt, ka iedzīvotājiem, protams, iet nu, vēl švakāk tā visa kopumā. Erdogans cenšas visu pēdējo varu vēl noturēt savās rokās, bet, kolēģi, mums arī jāvērš pret mūsu valstu politiķiem un jāmaina politika. Nu, piemēram, jādomā arī par šo bēgļu vienošanos, jo tāpat laikā arī no pašas Turcijas arvien vairāk šurp plūdīs bēgļu. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Mihaila Šoidrov lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Kolēģis grib teikt paldies visiem, kas um, piedalījās šīs rezolūcijas sagatavošanā. Mēs līdz ar to parādām, ka atbalstām demokrātiskos spēkus Turcijā, ka mums rūp cilvēktiesības un politiskās tiesības. Pašreizējā valdības attieksme eh, ir jāsaka ārpus katrām eh, robežām, ārpus visa, kas ir pieņemams. Situācija, protams, ir bijusi sarežģīta jau ļoti ilgi, bet tas, ko novērojam notiekam šobrīd, patiešām prasa steidzamu rīcību. Ir jāpauž uh, prasība Turcijas valdībai, sakot, ka viņi tā nedrīkst rīkoties. Viņa galgulā taču ir Eiropas padomas locekli un NATO locekli. PKK tiek uzskatīta par teroristu organizāciju arī Eiropas Savienībā, tomēr tas nenozīmē, ka Turcija drīkst piemērot šādus kolektīvās vainas principu pilnīgi visiem Kurdistānas, kurdu politiķiem. Tas var novest pie tālāka genocīda. Turcijas valdību šobrīd jāsaka zāģē zarus, ko pati sēž. Tā vietā tai būtu jārod risinājums līdzās pastāvēšanai. Viņi nedrīkst pārkāpt paši sevis pieņemtos likums. Tieši tā kā tiek teikts mūsu rezolūcijā. Mēs minam šeit to mēru vārdus, kas ir atcelti no amata, kas aizstāti ar valdības ielikteņiem. Un te nerunājam tikai par turkiem un par eh, AKP un opozīcijas partiju. Nē, nu, tiek notiek represijas arī pret viņu pašu partijas pārstāvjiem. Nē, un to mēs nedrīkstam tā vienkārši pieņemt. Erdoganam ir jābūt gatavam tam, ka opozīcija var šai demokrātijas eh, kontekstā uzvarēt vēlēšanās, un viņiem ir tiesības pēc tam īstenot savu mandātu. Un vēl viena lieta ne tik vien Eiropas cilvēktiesība tiesa, bet arī uh, Turcijas jaunā vēstniecība, jeb konsulāts Eiropas Savienībā, ir tā platforma, ko var izmantot uh, cilvēktiesību ievarošanai. Bet, ja viņi savus ties, pienākums nepilda, tad tādā gadījumā visa šī struktūra ir celta par velti. Nu, tas nekam nedara. Paldies, turpina priekšādātājs. Līdz ar to pāriem pie politiskās grupas pārstāvošajiem runātājiem. Pirmkārtām Tautas partijas vārdā Lepters Kristoforo. Paldies! Šo pēdējo pāris gadu laikā vardarbība un cilvēku tiesību mīdīšana ar kājām ir kļuvusi par normu Turcijā. Es pieteru tiem, kas uzskata, ka šis jautājums, jāsaka, pašreiz apskatāmais jautājums ir tikai tāda pēdējā epizode virknē dažādu šādu incidentu Turcijā kas tiešām noved pie tādas terorisma atmosfēras. Tā tiek ja, eksportēta arī uz kaimiņu valstīm, diemžēl. Priekšādātāji, mana valsts ir piedzīvojusi to, ko nozīmē Turcijas imperialisms Mm, Kiprā šos pēdējos 40 gadus esam to izjutuši uz savas ādas, un tāpēc mums jādara kas vairāk nekā tikai jāsagatavo kārtējā rezolūcija. Un savukārt, ja vēlamies darīt ko vairāk, tad mums ir burtiski jākliedz par šiem pārdarījumiem un jāpieņem konkrēti pasākumi un mēri, nulles līmenī iecietība pret Turciju šai gadījumā. Eiropas Savienība jau ir spērus konkrētus soļus pret citām valstīm šādos gadījumos, gan ēs ietvaros, gan ārpus tās, un tāpēc nedrīkstam arī šajā gadījumā vilcināties. Līdzīgi pasākumu jāvērš pret Turciju. Te mums jābūt saliedētiem, vienotiem, Jūs domājat, ka taču neviens no jums neuzskata par pieņemumu to, kas norisinās manā valstī šobrīd? Un nevienam taču no jums nav pieņemama šī cilvēktiesību pārkāpumi. Mums ir jāiesaldē pirms iestāšanās fondu piešķiršana Turcijai. Neviens pats eiro nedrīkst nonākt šīs valdības kabatā. Nekādu atbalstu nedrīkstam viņiem piešķirt. Nedrīkstam palīdzēt šiem cilvēkiem, šai valdībai, kas to situāciju sāsina vēl tārāk gan Turcijā, gan ārpus tās. Ar rezolūciju nepanāksim neko. Erdoganam ne silts, ne augsts par to, bet viņš tāpat laikā lielā mērā ir atkarīgs no ēs līdzakļiem, un neskatoties uz viņa paustajiem draudiem un tam, ko, to, ko viņš dara e, Turcijā, Farmagustā un citur, jums ir, vajadzētu saprast vienu lietu, respektīvi Turcija ir krietni vairāk atkarīga no Eiropas Savienības no, un baidās no iespējamas līdzekļu iesaldēšanas, nekā, varētu, nekā jums varētu šķist. Un tas ir tā, tā ir tā valoda, ko viņi sadzirdēs. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs sociālistu un demokrātu grupas vārdā Izabela Santos uz vienu minūti. Priekšādātāja, paldies! Ar vienu pieaugušie uzbrukumi Turcijas eh, pašvaldībām, op politiskajai opozīcijai, cilvēktiesību aktivistiem ir kļuvusi par tēmu, par iemeslu ar vien pieaugošām bažām. Šī bajāšana, kas tiek vērsta pret vietēji, vietējā līmenī ievērētiem eh, pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem un deputātiem ir vienkārši briesmīgi. Tā rezultātā šie mēri ir atcelti no amata, aizstāti ar eh, valdību, valdības pārstāvjiem, kas nebūtu nav tikuši demokrātiski ievēlēti. Un šāda veida eh, rīcība šķiet tiks īstenot arī attiecībā vēl uz citu pašvaldību mēriem un deputātiem nu tā tiešām ir tāda līnija, no kuras mēs vairs nevaram atkāpties, mēs nevaram pieļaut, ka tiek pārkāpts šis princips. Nu, piemēram, kaftene Kaptenam Izjoglu nosodīšana arī dzenas tāmblā ir jānosoda. Visi šie likumi uh, pret terorismu un viss krimināla kodeks nedrīkst tikt izmantots valdības interesēs, lai apklusinātu kritiku, kas tiek izteikta par valdību. Eiropas Savienībai tas nav pieņemams. Šāda veida centieni sagraut tautas gribu un apklusināt tautu nav pieņemami. Lielas paldies, saka priekšēdētājs. Tālāk Renew Europe grupas vārdā uz vienu minūti Ramon Strugārio. Paldies priekšādētā turpināšu uzstāšanos ar rumāņu valodā. Ir pagājuši 17 gadi, kopš pie varas strājā, stājās Erdogans, un jāsaka, viņa varas režīma pamati sāk šķobīties. Vēlēšanas jūnijā skaidri parādīja to, ka viņš ir zaudējis kontroli par, nu, par septiņām pašvaldībām um, Turcijā un opozīcijas līderi tagad tiek mesti cietumā par to, ka viņi aizvainojuši valdību, un tā ir burtiska atriebības forma. Tieši tāpat par atriebību uzskatām vēršanās pret tiem cilvēkiem, kas brīvi pauž savus uzskats internetā, un vēršanās pret žurnālistiem. Erdoganam riebis demokrātija, viņam viņš nevar ciest cilvēku tiesības, un nevar, viņš negrib pieļaut, ka iedzīvotājiem būtu kāda politiska izvēles iespēja politiskas izvēles iespēja. Un tas, ka Mārdinā, Džerbakirā un Vanā mēri jau ir atcelti, tas nav pieļaujams. Mums ir jāpieliek punkts savukārt šai liekulībai arī no Eiropas Savienības puses ir jārada saiknes starp finansējumu un ekonomisko partnerību un respektu pret cilvēktiesībām. Un tad jā, tas jātiecina gan uz Erdoganu, citi, gan uz citiem režīmiem. Paldies! Nākamais runātājs tālāk Kunka kundze no zaļo grupas. Paldies, prieksēdētāji kungs! Eiropas eh, Savienība un Eiropas parlaments kā institūcija, mēs kā tautas ievēlēti tās pārstāvi, mums ir jārunā skaidra valoda. Tas, kas notiek Turcijā un ir noticis jau gadiem, kas eh, Turcijā ir noticis tik ilgi, Ir jārunā skaidra valoda, tas ir cilvēktiesību pārkāpums un starptautisko normatīvu pārkāpums. Simtiem likumīgi ievēlētu pilsētu mēru, tajā skaitā arī studenti akadēmisko, ak, pa, akadēmisko, eh, akadēmiskie pārstāvi šobrīd tiek uzskatīti par Turcijas ienaidniekiem. Mēs eh, griežamies pie Turcijas varas iestādēm ar prasību nekavējoties un bez jau kādas vilcināšanās izlaist no cietumiem tos, kas tajos ir iemesti. Un mēs atgādinam Erdogānam, mēs tev uzraugām, mēs zinām, ko tu dari, un eh, mēs pretosimies tavām rīcībām, jo vēsture ir mācījusi, ka citas izvēles mums nav. Karisto για την ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας. Paldies, un tagad identitātes demokrātijas grupas vārdā Zimņoka kungam vārds. Dāmas un kungi, Turcijā arvien vairāk sāsinās uh, situācija. Uh, Erdogans darbojas kā despots, viņš izdara spiedienu uz Eiropas Savienību, šantažējot ar bēg, jaunu bēgļu plūsmu, un viņš ir uzsācis karu pats savā valstī un tagad arī varu nostiprina atceļot demokrātiski ievēlētus pašvaldību vadītājus un uh, bijušais premjerministrs Davutoglu un bijušais premjer uh, prezidents Gulsa uh, arī ir pauduši kritiku. Un šāda demokra, nedemokrātiska Eh, rīcība ir ne tikai jānosūda, bet ir jāizdara atbilstoši secinājumi un aicinu komisiju beidzot pārtraukt iestāšanās sarunas ar Turciju, jo Turcija nav vietas Eiropā. Paldies. Tagad vārds Zahradilkungam. EKR er grupa. Paldies priekšstādātājiem. Kopš 2004. gada es 15 gadus esmu darbojies uh, Eiropas uh, Savienības uh, Uh, un Turcijas sadarbības uh, komitejā, un šis ir pirmais gads, kad es vairs tajā nedarbojos, jo, manuprāt, mēs esam nonākuši strupceļā, un es vairs neatbalstu Turcijas iestāju Eiropas Savienībā, un viens no iemesliem, kādēļ es esmu mainījis savas domas, ir valsts apvērsuma mēģinājums un tam uh, sekojošās tīrīšanas armijā, valsts pārvaldē, plašsaziņas līdzekļos, augstskolās, un uh, Uh, šāda uh, apspiešana, represijas ir sasniegušas uh, nepieredzētus apmērus. Tagad notiek vēršanās arī pret demokrātiski ievēlētiem pašvaldību politiķiem, un tas ir absolūti nepieņemami. Mums ir jāizturas godīgi pret Turciju un jāpasaka, ka šādā situācijā Turcija nekad nevarēs iestāties Eiropas Savienībā, un tas jāpasaka skaidri un bez pārpratumiem. Tagad vārds Vilumsen kungam. Vienu minūti. Tusind tak, formand. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Situācija Turcijā ir pilnīgi nepieņemama. Demokrātiski ievēlēti kurdu pašvaldību vadītāji tiek atcelti no amata, un prezidenta kandidāts, kurš pārstāvēja kreiso politisko spēku, ir iemests cietumā. Viņa vienīgais pārkāpums ir tas, ka viņš ir izmantojis vārda brīvību, kas ir likumīga Turcijā. Tūkstošiem pašvaldību vadītāji un parlamentārieši no CHP partijas ir iemesti cietumā. Es uzskatu, ka Turcijas rīcībai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 jātiek nosodītē, bet ne tikai vārdos. Mēs nedrīkstam akceptēt to, kas tur notiek. Mums ir jārīkojas. Dargie kolēģi, Eiropas Savienība miljardiem eiro katru gadu iegulda, ja tā vēlaties, Turcijā, kur šī nauda paliek. Es domāju, ka šai naudai ir jākalpo demokrātijai, opozīcijai, Turcijas iedzīvotājiem, un, protams, šai naudai ir jākalpo Eiropas nodokļu maksātājiem. Vai tas notiek? Nezinu. Paldies! Esam uzklausījuši politisko grupu pārstāvis, un tagad Rīzes Mokas kundzei vārds viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, pateicos 445 tūkstošiem uh, vēlētāju, kas balsoja Austrumu Midlendā par uh, Brexit partiju mūs satrauc visus uh, situācija Turcijā, tas, ka kaimiņu valstī demokrātija ir apšaubīta un apdraudēta. Bet tāpat laikā Eiropas Savienība joprojām nav uh, noraidījusi Turcijas iespēju iestāties tā saucamajā demokrātiskajā savienībā. Tā ir tiešām uh, uh, divkosība. No vienas puses tiek aicināts uh, nostiprināt demokrātiju citās valstīs, kas nav Eiropas Savienībā, bet tāpat laikā graujam uh, demokrātiju dalību valstīs, neļaujot uh, pilsoņiem brīvi paust savu gribu. Uh, vakar vēl tika uh, pieņemts lēmums, uh, kas atkal uh, neatbilst Britu pilsoņu uh, vēlmēm, aicinot vēl uh, pārdomāt, un uh, tiešām ir nepieņēmami, ka tiek apšaubīts pašu dalību valstu demokrātiskās pilnvaras. Paldies! Tagad vārds Sokolkungam. Hvala, hvala gospodine. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka e, Turcija ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības kaimiņu valsts. Mums ir sadarbība ekonomikas jomā, un vēl viens svarīgs jautājums ir migrācija un Turcija nopietni ietekmē situāciju Dienvidu Austruma Eiropā un īpaši Bosnijā un Hercegovīnā. Un uh, gadiem uh, tā ir ietekmējusi situāciju šai valstī. To mēs nevaram uh, neņemt vērā. Uh, šajā, uh, protams, netiek uh, ievērots. Uh, Konstitucionālās tiesas eh, lēmums netiek ievērots eh, tiesiskums uh, Bosnijā un netiek uh, ņemtas vērā visu nacionālo grupu intereses. Tagad runājot par Turciju, jāsaka, ka demokrātiskā situācija pasliktinās, pasliktinās cilvēku tiesību situācija un arī konstitucionālā uh, kārtība. Tas viss uh, ir samilzis kopš 2016. gada valsts apvērsuma mēģinājuma, kad daudzus cilvēkus pēc tam atlaida no darba, tā skaitā augstskolās, bet arī ir atcelti pašvaldību uh, vadītāji no amatiem. Situācija tiešām ir slikta principi, uz kuriem balstās mūsdienu Turcija, demokrātija, tiesiskums un mūsdienīga sekulāra valsts vairs nepastāv. Lai Turcija varētu saglabāt labas attiecības ar Eiropas Savienību, Turcijai ir jāatgriežas pie iepriekš ievestiem standartiem. Mums nevajadzētu uh, pieņemt šādu situāciju. Turcijā ir jānodrošina tiesiskums un likuma ievērošana. Paldies! Tagad Heinā Loma kungam vienu minūti. Yes. Arvoisa, arvoisa... Godātais prieksēdētāja kungs, Turcija ir mums ļoti svarīgs sadarbības partners, kā ekonomiski, tā politiski un, protams, arī sabiedriski, kā e, pilsoniskajai sabiedrībai. Pirms apmēram nedēļas es e, biju Turcijā un bija cilvēki, kuri ticēja nākotnē, kuri politiskās pārmaiņas Turcijā uzskatīja par iespēju demokrātijai tālāk attīstīties caur vēlēšanu procesu un otras puses eh, turki ir nobežījušies ar to, kā tiek eh, atcelti no amata demokrātiski ievēlēti mēri. Turcija ir um, Eiropas Savienības kandidāta valsts tā ir apņēmusies īstenot demokrātiskos noteikumus un īstenot demokrātiskas vēlēšanas. Uh, Protams, mēs nevaram klusēt par to, kas Turcijā notiek. Mēs nevaram akceptēt, ka likumīgi ievēlēti pašvaldību vadītāji tiek atcelti no amata. Mums ir jābūt šeit parlamentā vienotiem un jāpasaka vienotā balsī, kā Turcijas valdībai, tā arī tās iedzīvotājiem. Mēs iestājāmies par demokrātiju arī Turcijā. Paldies, tagad vārds Getes kungām. Vienu minūti. Divi jautājumi priekšsēdētāji kungs un godātie kolēģi. Kādēļ? Uh, Turcijā arvien pastiprinās represijas, un kādēļ Erdogana kungs liek atcelt uh, no amata ievēlētus pašvaldību vadītājus tikai tādēļ, ka viņi ir kurdi. Šāda apsēstība šķiet nesaprotama. Izņemot, jā, mēs uh, saprotam, uh, ka Turcijā atzīmes cerība. Uh, Stambulā tika ievēlēts jauns un ļoti uh, izglītots kemalists un uh, Uh, divas uh, nozīmīgas Erdogana partijas personības ir izstājušās no partijas un veido savu jaunu politisko partiju. Tas nozīmē, ka ir pamats Erdoganam uztraukties uh, par savu varu un tādēļ mūsu parlamentam, kā vienmēr, ir jāatbalsta demokrātija šajā valstī. Paldies! Tagad uh, vārds Alfonsī kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Steidzamības rezolūcija par situāciju Turcijā ir saistīta ar jauniem uzbrukumiem demokrātijai, ko veicis Erdogana režīms. Tas, ka trīs lielu Kurdistānas pilsētu pašvaldību vadītāji, kuri tika ievēlēti demokrātiskās vēlēšanās, ir atcelt no amata, iz, ir šokējošs notikums. Uh, Turcijā turpinās cīņa par demokrātiju, bet mūsu parlamentam ir arī jāapzinās, kāds ir uh, politiskais konteksts, proti tā ir kurdu tautas cīņa par neatkarību. Situācija kļūst ar vien satraucošāka. Turcijas varas iestādes atsakās vest uh, sarunas par Kurdistānas autonomiju. Kaut Eiropai ir jādod savus ieguldījumus, lai Turcijā veidotos ilgspējīga demokrātija. Paldies! Nākamais eh, Lančīnī kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Mēs eh, nedrīkstam pieļaut vēl vienu Erdogana patvaļu. Mēs nedrīkstam nenosodīt viņa rīcību. Tas, ka ar lielu vairākumu ievēlētie kurdu pašvaldību vadītāji ir atcelti no amata. Viņiem inkriminē, ka viņi ir PKK dalībnieki, separātistu grupas dalībnieki, bet eh, valdība Stambulā viņus vienkārši ir atcēlus no amata. Neņemot vērā to, ka eh, šiem mēriem ir cieši saiknes ar pilsonisko sabiedrību, viņi ir atcelti no amata. Erdogans šķiet pilnīgi vairs neņem vērā to, kā būtu jārīkojās, un es domāju, ka Eiropas Savienības augstajai pārstāvēji vajadzētu praktiski rīkoties, lai apturētu šo, tri, šo līderi, kurš vienmēr ir uh, draudējis rietumiem, kurš apspiež pats savus iedzīvotājus un par demokrātiju nedomā vispār. Tas, ka Turcija vēlas iestāties Eiropas Savienībā, šobrīd eh, sarunu apstāšanās ir pilnīgi loģiska. Manuprāt, eh, nav savienojams tas, ka Eiropai tik svarīgie brīvības priekšnoteikumi tiek mīdīti kājām, un es domāju, ka tas beidzot visiem ir jāsaprot. Georgu kungs nākamais, jāpaldies, godātie kolēģi. Katru reizi, kad mēs runājam par Turciju, es eh, tā kā nesaprotu, par ko mēs runājam. No vienas puses Erdogans savā valstī ir paturējis apmēram 4 miljonus bēgļu, no otras puses. No otras puses mūsu tirzniecības saites ar Turciju. Erdogans draud, Georgio kungs eh, saka prieksēdētājs jums ir jāsāk vēlreiz, jo itāļu valodā nebija nodrošināts tulkojums. Lūdzu, Georgio kungs, es dodu jums vēlreiz vārdu, lūdzu. Tātad tagad viss ir kārtībā. Itāļu kanāls strādā. Lūdzu, Georgiju kungs, lūdzu. Prieksēdētāji kungs, dāmas un kungi. Katru reizi, kad mēs pieminam Turciju, no vienas puses eh, man ir tā kā no vienas puses Erdogans ar vienu roku tur 4 miljonus eh, bēgļu savā valstī, un otras puses ir tirzniecības saiknes ar Eiropas Savienību šai valstī, un Eiropas vadītāji ir nospiest uz ceļiem. Kamēr nemainīsies šī lietu kārtība, Turcija kļūs ar vien autoritārāka, tā mīdīs ar kājām demokrātiskās tiesības, tā atcels no darba, no amatiem kā pašvaldību vadītājus, tā arī ministrus, tā neadekvāti izturēsies pret saviem iedzīvotājiem, un Vanderlajenas kundze, viņai ir kaut kas jādara, jo tas viss ir jāaptur. Paldies! Prieksēdētājs Lagoškungs, nākamais vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Daudz eh, mēs šeit dzirdam par demokrātiju, šeit parlamentā, un jums ir pilnīga taisnība. Pilnīga taisnība visam, kas šeit izskanēja par Turciju, bet eh, es vēlētos piebilst vēl ko tādu, jo es esmu personīgi piedzīvojis eh, Turcijas patvaļu. Četras reizes esmu ievēlēts Grieķijas parlamentā, un tomēr pirms četriem gadiem pret mani tika uzsākta nelegāla tiesvedība, un četriem citiem manas partijas biedriem. Mūs nelikumīgi aizturēja uz 18 mēnešiem, tad, kad Samarana kungs bija izdevis īpašu notu, bet eh, saskaņā, un viss tas ir pieejams kā faktuāls materiāls, un tam var kļūt. Tam var piekļūt. Mums eh, netika inkriminēts tikpat kā nekas, līdz ar to var apgalvot, ka arī mūsu demokrātiskās tiesības bija mīdītas kājām. Par Turciju runājot, neiet jau runa par Erdoganu. Turcija nekad nekļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, viņi vienkārši neņem vērā un uzspļauj visiem, visiem likumiem un normatīviem. Nākamais eh, Kefalogianis kungs. Prieksēdētāja kungs. Tas, ka no amata ir atstādināti trīs eh, demokrātiski ievēlēti mēri, neiet runa par trīs apdzīvotām vietām Turcijā, iet runa par demokrātijas eh, pārkāpumiem. Un eh, jau kopš 2016. gada Turcija ir nostājusies uz autoritārisma ceļa. Par eiropeiskām vērtībām vispār vairs neiet runa. Turcija neņē, nerespektē nedz tiesiskumu, nedz demokrātiju, nedz brīvības un nedz arī labas attiecības ar savām kaimiņu valstīm, piemēram, starp Grieķiju un Turciju tās ir pasliktinājušās. Arī ekonomiskās saites šķiet kļūst vaļīgākas. Mēs vēlamies demokrātisku Turciju, bet eh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka Turcija Eiropas Savienībai draud. Līdz ar to šodienas rezolūcija, ar kuru mēs nosodam Turcijas rīcību, ir vēl viena nagla Erdogāna, nesaukšu vārdā kamā. Nākamā Incīrs kundze, vienu minūtu lūdzu. Prieksēdētāji kungs, vakar es uzklausīju tiesvedību Demitašam, tas ir KDP prieksēdētājs kurdu partijā, un eh, šī tiesvedība, tiesas sēde notika cilvēktiesību tiesā. Un eh, uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir skaidri jāpasaka, ka Turcijas tiesu sistēmā ir maigi sakot milzīgas plaisas. Jau kopš 18. gada Turcijā ir visvairāk cietumos iemesto žurnālistu pasaulē. Un e, pēc tam, kad KDP partijas e, mēri ir atstādināti no amata, mazākā piecus mēnešus pēc likumīgām vēlēšanām Turcijā, tas nav pieņemams. Vakar es saņēmu īziņu, kā uh, Eh, ir paredzēts Jervatijas eh, provincē atstādināt no amata vēl vairākus pašvaldību vadītājus. Viņiem tiek inkriminēta saikne ar, ar terorismu, bet eh, kāda tad ir brīvība un demokrātijas saikne šajā valstī? Nekāda. Es uzskatu, ka mums ir jāpieprasa, lai visi politiskie, lai visi politieslodzītie būtu izlaisti no cietumiem. Nākamais Buhait kungs, eh, vienu minūtu lūdzu. Die EU wird an die Türkei nach wie vor 1,18 Milliarden. Uh, atkal uh, Eiropas Savienība 1,8 miljārdus uh, eiro pārskaitīs Turcijai tā vietā, lai uh, pārtrauktu iestāšanās sarunas. Tā saucamais uh, bēgļu nolīgums ar Turciju liecina par nespēju un negribēšanu Eiropas Savienībā pašai sargāt savas eh, robežas. Un uh, Uh, tiešām ir eh, apšaubām liela šaubas par to, kas, uh, kādiem mērķiem ir iztērēti šie vairākā 6 miljārdi, kas jau saņemti no Eiropas Savienības. Tagad tiek atcelt no amata ievēlēt pašvaldību vadītāju. Eiropas Savienībai nevajadzētu pieļaut, ka to uh, šantažē un nevajag būt mazohistiem. Nav pieļaujama Turcijas uzņemšana Eiropas Savienībā un vienreiz ir jābūt skaidrai nostājai attiecībās ar despotu. Paldies! Tagad Velsa kungam vienu minūtu vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Mēs eh, runājam par eh, smago situāciju Turcijā, un es vēlētos uzsvērt Eiropas Savienības liekulību demokrātijas jautājumos. Šā gada sākumā Turcijā notika vēlēšanas un uzvarēja Stambulā opozīcijas partija, un tomēr AKP partijas sēdē Erdogans pateica, ka mēs uh, uzvarējām vēlēšanās, lai Turcijā iedibinātu demokrātiju un tiesiskumu. Mēs e, visi nosodam to, kas e, notiek Turcijā, bet arī Ferhofštāts ir teicis, ka Turcija ir nostājusies uz diktatūras ceļa. Šādos apstākļos Turcijas tālākas iestājas sarunas Eiropas Savienībā nav iespējamas. Un e, šobrīd Eiropas Savienība saka, ka nedrīkst tā izturēties pret demokrātiski ievēlētajiem mēriem, bet eh, apvienotajā karalistē šķiet eh, neviens par tur notiekošo nebrīnās. Paldies, saka prieksēdētājs. Skitedāls kundzei nākamajai vārds. Paldies, prieksēdētāji kungs. Jā, Mēs par Turciju esam bijuši ļoti toleranti. Tā formāli ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, kur ir spēlējusi ļoti lielu lomu migrācijas krīzē. Bet eh, gala beigās mēs esam nonākuši ceļa galā un pacietības mērs ir pilns. Daudz mēs cerējām, ka Turcija attīstīsies pozitīvi un ka tās demokrātiskās institūcijas attīstīsies. Pēc um, valsts apvērsuma mēģinājumu 16. gadā situācija vispār šķiet ir izgājusi no kontrolas. Mēs dzīvojam laikos, kad pastāv risks, ka mēs vairs uh, nepievēršam uzmanību tam, kas parādās plašsaziņas līdzekļos. Mēs tā kā kļūstam imūni pret to, ka demokrātiskas institūcijas beidz darboties, ka tiesības tiek metītas, mīdītas kājām. Mēs vairs tam nepievēršam uzmanību, jo mums ir tik ārkārtīgi daudz informācijas, ka mēs vairs neko neņemam vērā. 31. martā tika ievēlēti pašvaldību vadītāji, un trīs no viņiem šobrīd ir atcelti no amata. To ir izdarījis Erdogans. Mēs nedrīkstam to neņemt vērā. Turcija nav maza valsts, tā nav da jau kāda kaimiņu valsts. Turcija ir kandidāta valsts, un mums vajadzētu novilkt sarkano līniju, cik tālu mēs pieļaujam, ka mēs joprojām uzskatīsim, ka Turcija jau kad iestāsies Eiropas Savienībā. Prieksēdētājs Benifei kungs nākamais lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nu, diemžēl jāsaka, mēs pamazām kļūstam arvien uh, eh, nu, tā teikt, apradušāk ar visiem tiem nodarījumiem, ko pastrādā Erdogans. Tostarp arī, nu, gandrīz vai jau iecietība rodas pret šo iecelto mēru atcelšanu, kas notikusi nu pat reģionā, kurdis, kurdu apgabalā. Nu, tas viss skaidri parāda, ka Erdogans vēlas tikai tādu valdību, kas sastāv no vienas partijas un nu, nevēlas demokrātiju. Kā varam runāt par demokrātiju, ja opozīcijas galvenais līderis Demirtašs jau gadiem ir cietumā un nav varējis pilīties vēlēšanās? Es ar savas partijas pārstāvjiem centāmies viņu apmeklēt 16. gadā, kad īstenojam delegācijas Turciju, un mēs e, arī strādājam pie visiem šiem finanšu instrumentiem, ar kuru palīdzību vēlamies dot pareizos signālus Ankaras virzienā. Ir Tiesa, ka šī nedemokrātiskā mēru atcelšana arī nav pieļaujama. Mums pilnīgi noteikti ir jāsamazina līdzekļi, kas tiek piešķirt Turcijai kā kandidātu valstī, un šie līdzekļi drīzāk jānovirza pilsoniskai sabiedrībai, kas ikdienas sastopas ar dažādām grūtībām un cīnās par cilvēktiesībām. Erdoganam ir jāsaprot, ka mēs nekad nepieļņemsim šo viņa rīcību pilnībā vēlamies redzēt demokrātiju zeļam un plaukstam. Un šķiet, ka nu, tādas pirmās pazīmes parādās nākamā runātāja Bidzoto kundze. Priekšstādātāji, paldies! Vēsture mums labi parāda, ka Turcija nekad nav bijusi un nekad nebūs daļa no Eiropas. Turcija ir valsts, kur ir 80 miljoni musulmaņu. Šajā valstī demokrātija un brīvība ir principi, kas tiek pārkāpti tik dienas, un to dara Erdogana režīms. Pēdējos gados Eiropas Savienība ir nosūtījusi miljardiem eiro um, Turcijai, tādējādi atbalstot valsti, kas iet pret visiem mēs pamatprincipiem un pamatbrīvībām. Es gribu atgādināt, ka daudzos gadījumos šis diktators Erdogans ir izteicis draudus Nu, nu, faktiski nu, īstenojot tādu kā kara darbību pret mūsu valstīm un pilsētām, ir pienācis pēdējais laiks pielikt punktu tam visam. Nedrīkstam būt tik iecietīgi. Mums skaidri un gaiši ir jāpasako dojumājam. Eiropas Savienība ir tūlīt pat e, jāpārtrauc visi šie Turcijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai un jāizbeidz šis pasākums kopumā. Paldies! Nākamais runātājs Fūrlas kungs. Lielas paldies priekšādātāji! Es šodien dzirdēju ļoti daudz dažādu komentāru, visi runā un runā, bet ir laiks ķerties pie darbiem. Tas ir vienīgais, ko Turcija sapratīs. Es faktiski piedzimu gandrīz tajā gadā, kad Turcija iebruka manā valstī, ieņēma to. Un kā Kīpras deputāts, es esmu vienkārši jau piekusis no visiem šiem lieliskajiem, labajiem vārdiem, kuriem nesako darbība. Mums ir jārīkojas tikai tādējādi panāksim kaut ko no Erdogana. Mana valsts arī ir kļuvusi par upuri šai Turcijas politikai. Un šobrīd, kamēr mēs te tā runājam, Turcija sūta savus eh, dziļurbju, dziļuma urbjus konvojā uz manu valsti, lai tur izrakņātu zemi, kaut ko censtos iegūst. Tāpat laikā viņi cilvēks vienkārši pārvieto uz farma gustu. Uh, Un, un šāda veida politika, un gandrīz vai tāda pirātiskā darbība nav pieņemama, nē. Es aicinu visus demokratiskos spēkus saliedēties un rīkoties, lai Erdogans mainītu rīcības kursu. Jānosūta skaidri vēsts Ankārai, ka šāda veida nelegāla rīcība nā, prasīs savu dārgu maksu pēc tam. Nedrīkstam um, pieļaut šo vardarbīgo rīcību no Turcijas puses. Lūdzu, esiet ar mums, esiet mūsu pusē. Uh, un ieņemiet skaidru nostāju attiecībā uz šiem pirātiskajām Turcijas izrīcībām. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Kostas Mavrīdas. Lielas paldies priekšādātāji! Trīs kurdu mēru atcelšana no amata uh, nu, rada jautājumus, ko mums visiem jāmēģina rast atbildi. Vai šīs dienas Turcija ir demokrātiska valsts? Neskatoties uz to, kāds būtu mūsu viedoklis šai gadījumā, atbildi ļoti skaidri vakardien sniedz Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un tā bija šāda. Tas bija juridisks atzinums, ko izteica attiecīgais cilvēktiesību komisārs Eiropas padomē, tā ir komisāra, un viņa konstatēja, ka Turcijā sistemātiski tiek pārkāpti tiesiskuma principi. Nu tad mm, jāvaicā, vai ir iespējams tiesiskums vai ir iespējama taisnība tādas valdības mm, darbības ietvaros, kas šos eh, pārkāpumus īsteno, un vai to tādā gadījumā šo valsti var saukt par demokrātiju. Erdogans izmanto tiesu sistēmu savā labā, un tas ir tieši tāds pats režīms, kāds, piemēram, nu, šobrīd risinās Bulgārijā, manā valstī Ziemeļ eh, Kiprā, kas ir okupēta. Uh, Bosnijā, Hercegovinā tieši tāpat rīkojas, un tur tie, notiek tāda vardarbīga islamizācija, es domāju, Ziemeļkiprā šobrīd tas nav pieļaujami. Vai tiešām mums atkal šī būs tikai kārtējā rezolūcija, ja tomēr beidzot kaut ko darīsim? Priekšādātājs turpina. Paldies, nākamais runātājs Olivijē Kungs. Priekšādātāji, paldies! Pavisam nesen Turcijas prezidents Erdogans izteica draudus, ka viņi arī persīšoties pret Eiropu un būšot bēgļu plūdi uz Eiropu, ja nebūs papildus līdzekļu. Uh, un Eiropa, jāsaka, šā gadījumā ir vainojama par to, ka tā ir nodavusi un tā teikt deleģējusi savu iedzīvotāju aizsardzību trešām rokām. Viņš tā kā tāds jaunās Otomana impērijas vadītājs tagad vienpersoniski visu šo situāciju pārvalda. Šī uzvedība patiešām nav vairs nedraudzīga nekāda vienalga, vai mēs runājam te par Grieķiju vai Kipru, viņi jau vērsušies pret ēs, un kā jau kolēģi šeit atzīmēja, tas jau nebūtu nav tāds nekas jauns. Eiropas Savienība, nu, uz to visu vienkārši noskatās. Situācija, ko piedzīvojam ar Turciju, ir diezgan daļrunīga. Nu, viņi, viņi šo Eiropu saskata kā tādu vājuma kalnu galu, īpaši jau pie robežām. Un viņi mūs pakļauja tagad šiem migrācijas draudiem, izmanto to kā tādu masu iznīcināšanas ieroci gandrīz. Uh, Nu, jā, tā ir nevairs tikai kļūme, tas jau šobrīd ir nopietnas, nopietna kļūda un nodarījums. Paldies, nākamais runātājs, deputāts Papadākis. Priekšādētāji, paldies! Viss viens un tas pats atkārtojas un atkārtojas un atkārtojas. Turcija atkal bradā cilvēktiesības ar kājām, tāpat dara ar Eiropas svērtībām, bet mēs šeit Eiropā. Uh, tikai runājam. Mēs runājam par kaut kādām teorētiskām rezolūcijām, kas faktiski ir kaķiem zem astes. Nu kādi tad ir tie rezultāti? Kur ir rezultāti? Pie kā noved tā politika? Nu, redzam, ka viņi ar vienkārši Turcijā ar izpildu dekrētu aizstāja demokrātiski ieceltus mērus, apsūdzot viņus it kā teroristiskās darbībās. Uh, Pēdējos trīs gadus Demirtašs nelegāli tiek uh, turēts ieslodzījumā, tāpat tiek mesti cietumā žurnālisti. un tiek, eh, notiek iebrukšana arī ekskluzīvā Eiropas Savienības ekonomikas zonā. Viņš cenšas kolonizēt farmagustu šobrīd. Paldies, priekšādātās turpinākamais runātājs Maģorīno kungs. Priekšādātāji, paldies! Domāju, ka it visiem nu pat ir šīs dienas debatēs kļuvis skaidrs, ka Turcija nu diena ir lielā mērā iegājusi tādās ļoti autoritāra režīmas sliedēs redzējām, ka trīs lielu pilsētu mēri ir vienkārši atcelta no amata, un Turcijas valdība šobrīd īsteno cīņu pret jebkāda veida disidentiskiem, pret viņiem noskaņotiem pārstāvjiem. Vienalga, vai tie būtu cilvēktiesība aktīvisti, pašvaldību deputāti, žurnālisti vai vienkārši pilsoņi, kas ir arī musulmaņi paši. Un šāda veida rīcībai jāpieliek punkts. Šī valsts ir milzīga, tā ir svarīga, tā šobrīd iet milzīgai demokrātiskai un pilsoniskai krīzē cauri, un mēs nedrīkstam arī aizņemt, cik nozīmīgu lomu Turcija spēlē ģeostrateģiskā kontekstā. Eiropa ar savu diplomātiju nedrīkst šajā gadījumā arī šo ģeostrateģisko lomu ignorēt, un tāpēc šai konkrētajā ietvarā mums pašiem sev jāuzdod jautājums, vai mēs varam turpināt pieļaut to, ka mūsu robežas aizstāv no ārpuses. Te runāju, protams, par bēgļu krīzi, kuras ietvaros Turcija šādu atbildību esam uzticējuši, ja runājam, piemēram, arī par cilvēktiesību garantijām. Paldies, nākamais runātājs Džambatskij kungs. Paldies, priekšādātāji! Nu, esam piedzīvojuši jau pēdējos gados žurnālistu mešanu cietumos, um, un jāsaka, tā tas ir. Um, un Nu, un tad tiešām tikai tagad mēs šajā plenārsēžu zālē konstatējam, ka viņš ir eh, diktators. Ne, viņš šo politiku īsteno jau ārkārtīgi ilgi, bet nē, nu, lieliski. Jā, Labāk, protams, vēlu nekā tad. Jā, Erdogans ir diktators. Viņš ir tas, kas met cietumos žurnālistus. Mēs to visi jau zinām sen. Un tāpat laikā mēs miljardiem eiro no, dodam Turcijai, lai viņa situāciju uzlabo un tā tālāk. Bet kas tad notiek ar šo naudu? Uh, nu, šī nauda nāk no Eiropas nodokļu maksātāju kabatām. Nu, ļaujiet man jums dot kaut vai piemēru. E, Vācija un tās īstenotās sarunas attiecībā uz preču importu ar Turciju. Tāpat laikā Turcija turpina piesārņot gaisu, nerespektē nekāda veida ekoloģiskās normas. Mm. Un tāpat laikā sarunas turpinās, un tas nav pieļaujami. Paldies! Līdz ar to runātāju saraksts ir izsvalts, un mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Četri deputāti lūguši vārdu, visiem to arī došu. Pirmais no tiem ir deputāts Polčaks. Lūdzu, vienu minūti. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se při... Liels paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Arī es vēlos paust nosodījumu Erdogana uzvedībai un šai rīcībai, kas vērsta pret demokrātiski ievēlētiem mēriem. Pievienojos kolēģiem, kas saka, ka šādā veidā notiek pamattiesību un cilvēktiesību pārkāpumu. Turcija taču ir parakstījusi cilvēktiesību konvenciju. Tas ir bijis daļa no, no, no tās iestāšanās procesa Eiropas padomē. Turklāt papildus cilvēktiesību pārkāpumiem redzam, ka tiek izvirzītas apabricētas apsūdzības, notiek, mm, tiek izteikti tiesu spriedumi, un tie iet pretrunā jebkura veida pret cilvēktiesību principiem. Te es pat nerunāju tikai par eh, runas brīvību un tiesībām uz taisnu tiesu, bet te ir runa, piemēram, arī par tiesībām uz pašnoteikšanos, uz eh, kas taču arī galu galā Eiropas padomē ir viens no pamatprincipiem. Uh, Eiropas padomēji ir, jāsaka, visai ierobežot līdzekļi. Dalībvalsts arī var izrīt zināmu spiedienu, un tādas instrumenti ir arī es rokās. Tos vajadzētu izmantot. Paldies, nākamais runātājs. Deputāte Vorda trīs nesen ievēlētu um, mēru atcelšana seko jau iepriekšējiem divu ar pus gadu ilgušai aizbildņu struktūrai šajos pašos reģionos, kas tādējādi darbojasies apējot vietējo demokrātiju un turklāt pilnībā iznīcinot pašvaldību struktūras ar visu tādu kukuļu ņemšanu un tā tālāk. Kopš mēri ievēlēšanas mājā, mājā šie te mēri ir celšusies, centušies pašvaldības atkal sakārtot, cenšoties atdot padomus, atjaunot pamata sabiedriskos pakalpojumus, tostarp, piemēram, nodrošināt eh, darba samaksu ierēģiem. Es eh, priecājos, ka varēju apmeklēt šīs šo partiju HDP. Es esmu bijusi arī mm, šajās pilsētās, piemēram, Dierbākirā, un esmu vienkārši šokā, ka šie pašvaldības vairs nevar darboties. Tur joprojām ielās ir um, bruņu mašīnas, zaloņu stieples un tā tālāk. Un man jādomā, ja tā būtu mana pilsēta un es vienkārši centos maksāt nodokli pašvaldībai, nu tad es vienkārši būtu sašutus. Un šai kopienai, šai sabiedrībai Turcijai ir vajadzīga mūsu saliedi, sad, solidaritāte. Un tāpēc es īsteno, es gribētu aicināt mūsu dalībvalstu mērus īstenot sadarbību ar Turcijas pilsētu mēriem un um, projektus pāri robežām, tā lai viņas šo solidaritāti sadzirdētu paldies. Nākamais runātājs. Yes. Gracias, presidente. La alcaldía de Diyarbakir. Va... Lielas paldies, priekšādātāji. Šo trīs Turcijas pilsētu mēri, saka Pinēdas kungs, ir atcelti no saviem amatiem, viņi ir iemesti cietumā. Uh, Un līdzīgi noticis arī dažāda veida kritisku balsu paudējiem Turcijā. Un tas eh, tāpat laikā noticis visu Eiropas Savienībai, nu tā gļēvulīgi klusējot. Mēs tāpat laikā turpinam sūtīt miljardiem eiro Turcijas valdībai, un tie ir līdzekļi, ko Turcija saņem kā kandidāta valsts, bet acīm redzam neizmanto vajadzīgiem mērķiem. Eiropas Savienība tāpat laikā vienkārši turpina ignorēt šo situāciju, kad Turcijas valdība vēršas pret PKK partiju, pret uh, visām minoritāšu tiesībām, un tāpēc ES sadarbība ar Turciju to starp iestāšanās par eh, sarunas par iestāšanos nedrīkst turpināties. Pirmām kārtām jāpieprasa atbilst, at, atbrīvot visi politieslodzīgie politieslodzītie šai valstī. Un kamēr Eiropas Savienība ekonomiku un eh, ksenofobisko bēgļu politiku liks augstāk par cilvēktiesībām Turcijā, nekas nemainīsies. Neviens parlaments, nevienais iestāde nevar eh, sprediķot par demokrātiju, kamēr tas notiek šādi. Lielas paldies! Līdz ar to noslēgusies arī brīvā mikrofona procedūra. Nu, redzu, ka visi ir gandrīz vienspēdas, un komisārs kundze dot jums tagad vārdu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godātāji, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pateicos par šīm debatēm, kas notiek īstā laikā un apstiprina uh, mūsu jau iepriekš paustās bažas par situāciju Turcijā. Uh, martā un jūnijā uh, notikušās pašvaldību vēlēšanas parādīja, ka ir liela vēlētāja aktivitāte, ar to var lepoties, bet demokrātija nozīmē, ko vairāk nekā vienkārši balsot vēlēšanās, ir nepieciešama arī atbilstoša vide, lai varētu brīvi paust savu viedokli lai uh, plašsaziņas līdzekļi varētu darboties un lai ievēlētie deputāti varētu brīvi strādāt un lai pret viņiem netiktu vērstas represijas. Pēc uh, marta vēlēšanām uh, vairāki pilsētu mēri nevarēja ieņemt savus amatus, viņi tika pastud, viņiem tika uh, Uh, liekt uh, iespēja strādāt. Un uh, tas liecina par to, ka vēlēšanu process tika ierobežots un pilsoņi nevarēja brīvi paust savu viedokli. Un pagājuši mēnesi Mārdinas Vanas Ģarbakīras mēri tika atcelti no amata, un tas nozīmē, ka vēlētāji netiek pārstāvēti demokrātiski vietējā līmenī, un tas ir nopietns demokrātijas ierobežojums. Un tas uh, ir pretrunā ar Turcijas saistībām Eiropas padomē, tas ir pretrunā ar Venecijas komisijas ieteikumiem. Mēs vairāk kārt esam apzin, atzinuši, ka Turcijai ir uh, Uh, tiesības cīnīties pret terorismu un rūpēties par savu drošību, bet to nevar izmantot uh, kā iegānstu, uh, lai vērstos pret politiskiem oponentiem. Diemžēl negatīvā situācija tiesiskumā ziņā neaprobežojas ar nesen notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Ir arī daudzi žurnālisti akadēmisko uh, aprindu pārstāvi, cilvēktiesīgu aktīvisti, kas atrodas apcietinājumā. Daži no viņiem gandrīz divus gadus, uh, piemēram, Salatins Demirtašs uh, kura lieta tika izskatīta Eiropas cilvēktiesību tiesā vakar. Tāpat ir arvien pieaudzis arī krimināllietu skaits par prezidenta apvainošanu. Eiropas Savienība ir uh, pastāvīgi aicinājusi Turciju ievērot demokrātiskās brīvības, jo tā ir Eiropas Savienības kandidāta valsts un Eiropas padomas dalība valsts. Tas ir saistīts uh, ne tikai ar kandidātu uh, valsts statusu, bet tas ir runa par to, kādu valsti vēlas redzēt Turcijas pilsoņi, lai tā būtu demokrātiska, inkluzīva valsts, kurā visi pilsoņi var rast uh, savu vietu un tas nodrošina Turku sabiedrībai demokrātisku progresu. Mēs turpināsim iestāties par brīvu, uh, drošu, stipru Turciju kā svarīgu partneri un uh, kaimiņu valsti šajā reģionā, un ne tikai domājot par Turciju kā kaimiņu valsts. Un tas ir svarīgi, lai visi Turcijas pilsoņi zinātu, ka viņi var rēķināties ar Eiropas Savienības atbalstu. Paldies! Paldies! Esmu saņēmis septiņus rezolūcijas projektus, un balsojums par tiem notiks vēlāk šodien. Nākamais punkts ir Mjanma, jo īpaši Rohinģu stāvoklis. Vārds Černieska kungam viena minūte. Priekšsēdētāja komisārs kundze Es uzstājos kā viens no šīs rezolūcijas autoriem. Tā ir uh, vairāku politisko grupu sagatavota uh, rezolūcija. Es pirms pieciem uh, mēnešiem tikos ar Bangladešas ārlietu ministri un runājām par to, ka šī valsts ir uz, valsts uzņēmusi simtiem tūkstošu uh, Uh, bēgļu no Mjanmas. Un uh, šī problēma tātad skar ne tikai Mjānmu, bet arī tās kaimiņu valstis. Mums uh, šodien ir uh, svarīgi runāt par šo problēmu, to apspriest, un mums ir jāpanāk, lai mūs uzklausa. Tā ir vēl viena rezolūcija, ko Eiropas parlaments pieņem par šo problēmu jautājumu, bet um, nekad mēs nevaram uh, pārtraukt runāt par cilvēku tiesību un pamatu brīvību ievērošanu. Tagad vārds Hautels kundzei. Priekšsēdētāji kolēģi, nav pirmā reize, kad parlaments debatē par situāciju Mjanmā prasot pārtraukt cilvēcisko traģēdiju un starptautiskai sabiedrībai rīkoties. Uh, 2017. gada augustā sākās šī bēgļu plūsma, bet uh, patiesībā jau šī bēgļi uh, sāka pamest valsti jau kopš uh, pagājušā gada 90. gadiem. Da, bēgļu skaitā ir daudz bērnu, tāpat arī grūtnieces, gados veci cilvēki un slimi cilvēki, viņi uh, dienām ilgi bija spē, spiesti doties cauri mežiem, uh, lai pamestu šo reģionu. Un 13 uh, eh, kvadrātkilometru platībā tagad dzīvo simtiem tūkstoši bēgļu, viņiem uh, nav iespēja. Uh, saņemt medicīnisko palīdzību, nav nodrošināta izglītība bērniem kolēģi. Mēs visi atceramies, ka 2018. gadā ANO neatkarīgā faktu noskaidrošanas misija konstatēja, ka ir pastrādāti noziegumi pret cilvēci un iespējams arī genocīds pret rohinģiem. 2019. gadā faktu noskaidrošanas misija konstatēja, ka notiek uh, masveida izvarošanas un uh, to īsteno uh, Uh, Mjanmas uh, bruņoties spēki vēršoties pret sievietēm un LGBT uh, pārstāvjiem. Ir jāpārtrauc šīs represijas, ir jāsauc vainīgie pie atbildības, bet Mjanma patiesībā noliedz, ka vispār šādi noziegumi ir pastrādāti par spīti tam, ka ir e, gūti pierādījumi un liecinieki liecina par šiem noziegumiem, bet vainīgie joprojām atrodas amatos. Ano, uh, uh, misijai uh, tika liekta iespēja iekļūt valstī, un Ņānma ir paziņojusi par sadarbības pārtraukšanu ar ANO īpašo referenti, bet viņa turpina izmeklēt šo situāciju. Ir noteiktas sankcijas pret Mjānmu, ir iesaldēti aktīvi un uh, Uh, amatpersonām ir uh, aizliegts uh, pārvietoties, ir starptautiskai krimināla tiesai jāsāk izmeklēšana pret šiem noziegumiem. Tas ir apsveicams solis prasot atbildību no vainīgajiem. Un visi, kas šos noziegumus ir pastrādājuši, ir jāsauc pie atbildības. Paldies, Vārds Gilas kundzei simtiem tūkstoši rohīņu bija spiesti pamest savas mājas, jo pret viņiem tika vērsta vardarbība un pazemojumi. Un vairāk nekā miljons cilvēku joprojām dzīvo bēgļu nometnēs, cīnoties par izdzīvošanu un cilvēcisko cieņu Bangladešā. 97% pusauģu vecumā no 15 līdz 18 gadiem neapmeklē nekādas izglītības iestādes. Viņiem ir nepieciešama mūsu atbildi, eh, atbalsts. Eh, es aicinu ar šo rezolūciju Eiropas Savienību panākt, lai šī krīze tiktu pārtraukta Mēs nevaram atstāt Bangladešu vienu pašu, lai tā tiktu galā ar lielo bēgļu skaitu. Mums ir jāuzsāk dialogs ar ASEAN partneriem, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu, lai šie cilvēki varētu dzīvot normālu dzīvi, lai sievietes meitenes būtu drošībā un lai bērni varētu iegūt izglītību. Paldies, tagad vārds paētkungam. Godātie kolēģi, nesenā ANO faktu noskaidrošanas misija norāda, ka 600 tūkstošiem uh, bēgļu, kas uh, ir devušies prom no Mjanmas, uh, draud genocīds. Bet armijas pārstāvji joprojām ir nesodīti. Eh, šie cilvēki tiek eh, vajāti, viņiem netiek nodrošināts pamattiesības, viņiem ir ierobežot pārvietošanās brīvība, netiek nodrošināta medicīniskā palīdzība. Bēgļi, kas atrodas Bangladešā, bēgot no vardarbības un genocīda, arī saskars ar nopietnām problēmām, jo bēgļu nometnes ir pārpildītas, Tur ir ļoti slakti sanitārie apstākļi un nav nodrošināta veselības aprūpe. Tāpat nav iespēja iegūt izglītību, notiek uh, cilvēku tirzniecība un uh, nav uh, arī palīdzības organizācijām nodrošināta iespēja sniegt palīdzību uz vietām skartajos reģionos. Mēs pieprasām nodrošināt rohīņģu pilsonisko tiesību ievērošanu un prasām saukt pie atbildības m, mm, tos, kas ir pastrādājuši šos mm, noziegumus. Pieprasām, lai valdība un armija pārtrauktu vardarbību, ir jānosaka sankcijas un beidzot jāpārtrauc palīdzības sniegšanu Mjanmai šādā situācijā. Paldies, tagad vārds Matīs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, ka šīs uh, rezolūcijas viena no autoriem. Es gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments nosodītu vēršanos uh, pret šiem cilvēkiem. Mums jāiestājas arī par sieviešu un bērnu tiesību ievērošanu. Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai jāiet vēl tālāk. Un tādēļ es aicinu kolēģus apsvērt uh, Uh, vēlreiz uh, uh, starptautiskās faktu noskaidrošanas misijas ziņojumu ir jāpārtrauc sadarbība ar Mjānmas armiju un uzņēmiem, ko tā kontrolē, un ir jānodrošina tas, ka uh, armija negūst ieguvumus no starptautiskās sadarbības. Ir jāpārtrauc uh, cilvēku tiesību pārkāpumi. Mēs nedrīkstam uh, tirgoties ar cilvēku tiesībām. Mums ir jāuzņem sava atbildības daļa. Tagad vārds Dehovska kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, godātie kolēģi. Es vēlējos uh, norādīt, ka runājot par cilvēktiesību situāciju, Eiropa ir pasaules dzinējspēks. spēks nezinu nevienu citu demokrātisku institūciju, kura tāpat kā mēs tik aktīvi iestātos par cilvēktiesību ievērošanu, prastot izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus. Eiropas Savienības institūcijas un īpaši Eiropas parlaments ir pirmajās rindās šai procesā, jo mums rūp to simtiem tūkstošu cilvēku likteņi, kuri cieš uh, Mjanmā, un šī jau nav pirmā rezolūcija par šo satraucošo situāciju. Es pats arī esmu piedalījies sarunu procesā par šīm rezolūcijām, un ir tiešām uh, rēts gadījums, bet šoreiz tā bija, ka visi bijām vienprātīgi par tekstu. Mēs prasījām uh, izmeklēt uh, tos noziegumus, ko ir pastrādājušas Samjānmas um, militāra personas pret Rohinžām. Mums ir jāpalīdz šiem simtiem tūkstošu cilvēku, kuri palikuši bez uh, palīdzības, kam nav iespēja iegūt izglītību un kuru situācija ir ļoti satraucoša. Uh, viņi atrodas bēgļu gaitās citās valstīs. Mēs vēlamies, lai situācija vairs nepasliktinātos, lai uh, tiktu uzsākts dialogs. Mēs zinām, ka Jānmas valdība nevēlas šo dialogu īstenot, bet mums ir jāatrisina šī uh, humanā krīze, un tādēļ aicinām Eiropas komisiju uh, kurai uh, ir uh, iespēja rīkoties, tiešām sākt uh, strādāt, risināt šo situāciju. Mums ir jābūt virzītāju spēkam, jāpievērš starptautiskās sabiedrības uzmanība, jāstrādā kopā ar citām valstīm, lai šo situāciju atrisinātu. Paldies! Tagad politisko grupu pārstāvji un Lēgas kungs no Eiropas Tautas partijas grupas. Paldies priekšsādāti. Kopš 2017. gada vairāk nekā 700 tūkstoši rohīņģu ir bijuši spiesti doties bēgļu gaitās uz Bangladešu. Un mēs zinām, ka uh, uh, bruņotie spēki joprojām vajā rohīņģus, uh, pārkāpjot cilvēku tiesības, viņi nogalina cilvēkus no dedzina ciematus un izteno uh, dzimumu vardarbību. Un tāpat laikā uh, valdība negrib to redzēt un netiek saukti vainīgie pie atbildības. Tāpat arī plašsaziņas līdzekļiem ir liekta pieeja šiem skartajiem reģioniem, tāpat um, tiek atteikta sadarbība ar ANO mehānismiem. Mēs uh, zinām, ka 40 tūkstoši no šiem bēgļiem, kas ir Bangladešas nometnēs, ir bērni, un viņi uh, aug bez jebkādām cerībām un nākotnes izredzēm. Šiem, uh, eh, cilvēk, šiem bērniem nav pieejama izglītība, un līdz ar to viņi zaudē jebkādas nākotnes izredzes. Es uh, priekšsēdētāja kungs uh, zinu, ka, lai uh, ļaunums uzvarētu, labajiem cilvēkiem uh, ir jāstāv un jānoskatās, un mēs tā, to nedrīkstam pieļaut. Uh, Ņānmas politiķiem ir jādara vairāk, un mums ir jādara vairāk, lai palīdzētu rohinģiem. Paldies! Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā Rēns Kunze. Šo pirmdienu ANO uh, misijas eksperti uh, informēja par ziņojumu, ka 600 tūkstoši rohīņģu dzīvo Mjanmā un viņiem uh, draud genocīds. Kopš 2017. gada augusta vairāk nekā 700 tūkstoši rohīņģu ir bijuši spiesti bēgt uz Bangladešu. Uh, Uh, Rohinži šobrīd pasaulē ir visvairāk vajātā minoritāte un veido vislielāko apatrīdu grupu. Mums ir jānosod šie noziegumi, bet ar to vien nepietiek. Es aicinu, lai Eiropas Savienība un arī starptautiskā sabiedrība prasa sākt pie atbildības noziegumu uh, svainojamos un ir jānosaka sankcijas pret simts virsniekiem, kuri ir iesaistīti šajos noziegumos un ir minēti ANO ziņojumā. Tāpat ir arī jāpārtrauc uh, tirzniecības sadarbība ar Mjānmu, uh, ņemot vērā pastrādātos noziegumus. Paldies! Un tagad uh, Benjona kungam Reņo grupas vārdā. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Rohinģi ir tāda etniskā grupa Mjanmā, kuriem nav piešķirts etniskās identitātes status, un līdz ar to viņiem nav arī identitātes karš un pasu. Kopš eh, vairākiem gadiem jau etniskie līderi ir iesaistījušies dažādos eh, militāros konfliktos un sarunas ar valdību tikpat kā nenotiek. Etniskā tīrīšana apvienotās nācijas ir konstatējusi, ka tāda e, notiek, un 17. gadā es pacēlu šo jautājumu liberāļu e, pasaules kongresā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi runāt par tiesību ierobežojumiem šai tautībai, un īpaši par šo jautājumu ir runāts arī ar Bangladešas svēstnieku. Protams, ka rohinģiem ir jābūt pilsonībai Mjanmarā Viņi ir dzīvojuši šajā valstī jau vairākas paudzes, un nevar būt tā, ka viņi ir eh, citas, ka viņi ir bezpavalsnieki savā pašā valstī. Mēs pieprasām nekavējošu viņu teritoriju atgriešanu, ciematu atkal uzcelšanu, un, protams, ka Mjanmai ir jāiestājas par visiem saviem pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kādai reliģijai viņi piekrīt. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Un tagad ECR eh, e grupas vārdā Mubai kundze vienu minūtu lūdzu. Prieksēdētāja kungs, eh, godātais, godātā komisārs kundze, Roheņš traģēdija ir viena no tām humanitārajām krīzēm, par kurām apvienotās nācijas runā un ir ierakstījusi savā sarakstā. Bangladešai ir daudz izaicinājumu, bet šķiet, ka mēs un arī Mjanmas kaimiņu valsts nedara neko. Tas, ka Mjan, Mjanmas iedzīvotāju identitāte šobrīd nav um, akceptēta un ka Jānis varas iestāsts 350 tūkstošiem ir ļāvušas atgriezties savās uh, izcelsmes vietās, bet patiesībā miljonam draud bēgļu gaitas. Un vai tie, kuriem Jānmas varas iestādes ir atļāvušas atgriezties, vai mēs garantēsim viņiem drošību? Es uzskatu, ka apvienotajām nācijām ir jāiestājas par rohīņu brīvībām, pamatiesībām. Rohīņu vecvecāki ir dzīvojuši šajā pavalstī jau vairākas paudzes. Tie, kuri ir noziegušies, ir jāsauc pie atbildības. Es iestājos par to, ka parlamentam ir strikti jānosoda Mjanmā notiekošais. Prieksēdētājs, paldies! Tagad eh, es došu vārdu eh, grupām nepiedarošajiem. Es neredzu viņu šeit, līdz ar to nākamajai dod vārdu Vardas kundzei vienu minūtu lūdzu. Staldo, not here. Uh, sorry, President. Jā, priekšsēdētāji kungs, es e, neredzēju, ka Kasteldo kungs nav ieradies. Labi, tā tad es sāku. Ir pagājuši divi gadi, laiks ir apstājies pāri par miljonu rohingju bēgļu, kuri, nav, kuri nespēja atgriezties atpakaļ zemē, kas ir viņu tēvzeme. Viņi ir piedzīvojuši vardarbību, un e, pēdējā laikā piedzīvotās neveiksmes, lai atgriežtu atpakaļ rohiņus viņu izcelsmes vietās, ir visu mūsu izgāšanās. Mjānas valdībai ir jārada nepieciešamie noteikumi, lai viņi varētu atgriezties savās mājās. Saskaņā ar starptautiskajām organizācijām šobrīd pār par miljonu rohiņu bēgļu dzīvo tikai un vienīgi uz humanitārās palīdzības bāzes. Pasaules sabiedrībai ir jārisina šī krīze. Mēs, cieni, mēs griežamies pie Jānams varas iestādēm, lai atrisinātu pamat iemeslus, kāpēc šī vardarbība tiek īstenota pret rohinģiem. Mēs nedrīkstam akceptēt eh, cilvēktiesību pārkāpumus. Ir jābūt eh, izveidotiem nosacījumiem arī kaimiņu pašvaldībās, un nedrīkst būt tā, ka miljoniem cilvēku cieši. Visbeidzot, vēlētos eh, uzteikt manu leiboristu kolēģu darbu, kuri ir iestājušies par rohiņu tiesībām. Prieksēdētais jāpaldies. Un nākamajam dodu vārdu Kučmuka kungam, bet es arī neredzu viņu šajā telpā. Tāpēc dodu vārdu Bielan kungam, EKR grupas vārdā vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, paldies! Bez šaubām lielākā reliģiskā kopiena pasaulē, kas tiek eh, izsakot un pret kur tiek īstenot vardarbība pasaulē, ir kristieši. Parlaments ir vairāk kārt jau iestājies par kristiešu tiesībām pasaulē, bet eh, ja mēs aizstāvam kristiešus, tad mums ir jāiestājas arī par citām ticīgajām kopienām. Tāpēc mēs šodien runājam par rohinģiem jau vairākus desmitus gadu pret viņiem tiek īstenota vardarbība, neskatoties uz to, ka Mjanma it kā ir kļuvusi demokrātiskāka. Raugoties atpakaļ uz 15. gadu, tika solīts, ka šīs represijas eh, tiks apturētas, un tomēr šobrīd pāri par 700 tūkstošiem rohīņšu ir bijuši spiest pārcelties uz kaimiņu valsti Bangladešu. Mjanmai ir ļoti liels potenciāls, tajā ir ļoti daudz dabas resursu, tā ir ģeopolitiski ļoti svarīgā un izdevīgā vietā. Līdz ar to eh, starptautiskā ietekme tai varētu būt pietiekami liela, bet eh, ja Birma pati neradīs stabilu pamatu sev zem kājām, tad nekas nemainīsies. Nākamā Kiničī kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Starptautiskā krimināla tiesa Hāgā ir uzsākusi izmeklēšanu, un pārkāpuma nosaukums ir genocīds pret rohinģiem. Patiesībā šajā krīzē visvairāk cieši tieši bērni, un jau kopš 9. gada pār par 500 tūkstošiem bērnu Banglade, nonākuši Bangladešā, un daudz iet bojā. Daudz tiek eksploatēti tādos apstākļos, kāda mums pat nestrādās, sap, nerādās sapņos. Šobrīd rohinģiem nav iespējams iegūt dzimšanas apliecību Mjanmā, un tas ir būtisks pārkāpums. Patiesībā tas nozīmē, ka šie bērni, kuriem nav dzimšanas apliecības, nesaņem nedz veselības aprūpi, nedz arī, nedz arī var mācīties skolā, un tas apgrūtina viņu, viņiem piešķirt arī bēgļu statusu. Uh, Eiropas Savienībai ir jānosoda šī vardarbība un jāiestājas par rohiņšu tiesībām. Paldies, saka prieksēdētājs, tagad eh, brīvā mikrofona procedūra, viena minūte, Hertman kungs. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, dāmas un kungi. Pirmdien neatkarīgais apvienoto nāciju ziņojums ar skaitļiem pierādīja, ka rohiņšu situācija Janmā ir ļoti smaga. Šķiet, ka ir samilzis genocīda draudu mākonis, un šajā ziņojumā ir skaidri rakstīts, ka Jānmas valdība neko nav darījusi, lai apturētu vardarbību. Četras lielas starptautiskas organizācijas ir izteikušas vēlmi iedarboties uz Mjānmas valdību un eh, pat saukt pie atbildības tos, kuri varētu būt atbildīgi par šo genocīdu. Arī mums ir jāpieslēdz šiem spēkiem. Un humanitārajām organizācijām ir jāļauj palīdzēt bēgļiem, kā Mjanmā, tā arī citur. Mums ir jāpalīdz šiem bēgļiem. Polčak kungs nākamais, vienu minūtu lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ir temats, par kuru mēs atkal un atkal diskutējam parlamentā, pieņemam rezolūcijas. Mēs runājam par veselu tautu, kura tiek izdzīta no savām tēvu zemēm, mēs runājam par pārkāpumiem pret cilvēci. Šobrīd pār par 600 tūkstošiem rohīņģu dzīvo šajā tā kā borderlainā genocīds vai nē. Situācija ir pilnīgi neaptverama. Vispirms, eh, jā, protams, mums ir jāpalīdz Bangladešai, kura šobrīd savās mājās ir uzņēmusi pār par miljonu bēgļu. Un eh, šo sadarbību mēs varam īstenot kopā ar apvienotajām nācijām. Mums ir nekavējoties jāpieprasa palīdzība bēgļiem. Mums ir jāpieprasa, lai pie atbildības tiktu saukt tie, kuri ir izraisījuši visu šo traģēdiju. Mums e, ir kaut kas jādara, mums ir jāatbild un jāsniedz palīdzīga roka šajā traģēdijā cietušajiem un iesaistītajiem. Paldies, un tagad dodu vārdu komisārai Taisens kundzei. Lūdzu, komisārs kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, e, prieksēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Ir pagājuši jau divi gadi kopš Rakanas eh, pavalstī Mjanmā šausminošie notikumi lika pamest savas mājas gandrīz miljonam rohīņģu. Un šobrīd, šobrīd Koksbazārā dzīvo apmēram miljons rohīņģu, un tā tiek uzskatīta par lielāko bēgļu nometni pasaulē. E, šķiet, ka pašā nometnē notiek radikalizācija, un e, pāri par 500 tūkstošiem bērnu šajā nometnē nav pieejama izglītība, un apstākļi šajā nometnē ir šausminoši. Cilvēka cienīga dzīve vispār nav iespējama, un šķiet, ka neizdevies mēģinājums pār par 300 tūkstošu bēgļu atgriezt atpakaļ Mjanmā ir noticis fakts. Situācija, protams, ir humanitāra krīze un tomēr tam ir nepieciešams politisks un drošības ziņā piemērots risinājums. Ko mēs piedāvājam šiem bēgļiem? Koksbazārs, eh, drošības situācija, dzīves apstākļi, iespējas izglītoties šajā nometnē, kādas ir tiesiskums, kā tas ietekmē, kā tas ietekmē apkārtēji dzīvojošos Bangladešas iedzīvotājus, par to viss ir jārunā. Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par ilgtspējīgu risinājumu piedāvāšanu rohinģiem un runājusi par šiem jautājumiem ar Mjānmas varas iestādēm. Mēs eh, to varam panākt tikai tad, ja tiks īstenotas eh, rekan sagatavotās eh, ieteikumu, ieteikumu saraksts. Mēs īstenojam cilvēktiesību dialogu un 19. gada jūnijā tiekoties ar Ilmāru Gilmoru un apvienoto nāciju un Eiropas Savienības augstajiem pārstāvjiem tika par šiem jautājumiem runāts. Eiropas Savienība prasa Mjanmai nekavējoties uzlabot eh, apstākļus rohiņģu dzīves vietās un arī tiešām īstenot viņu atgriešanu atpakaļ savās mājās. Vienlaicīgi Eiropas Savienība centīsies saukt pie atbildības tos, kur ir pārkāpuši cilvēktiesības. Eiropas Savienība jau ir eh, mēģinājusi īstenot sankcijas pret 14 personām, un iespējams, ka šis saraksts vēl tiks paplašināts. Esam pilnīgi pārliecināti, ka Eiropas parlamenta iesaistīšanās Rohingju krīzes risināšanā būs izšķirīga. Paldies! Thank you very much, Mrs. Commissioner. Komisārs Kundze, paldies! Esmu saņēmis sešus rezolūcijas projektus. Šīs debašu, šo debašu noslēgumā un saņemtas šīs rezolūcijas no KR zaļiem, S&D grupas, Riņu grupas, GOE, NGL un Tautas partijas. Debats līdz ar to ir noslēgušās. Balsojums norisināsies šodien. Nākamās debatas - Irāna. Konkrētāk, situācija ir īpaši sieviešu tiesību aizstāvēm un apcietinātajiem mēs dubultpilsoņiem. Debates sāksim dodot vārdu rezolūcijas sagatavotājiem, un pirmā no tām - Fotigas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Gribu noliegt galvu to sieviešu priekšā, uh, kas dzīvo Irānā, nolieku galvu viņu drosmes, apņēmības priekšā. Ne tikai cīnoties par sieviešu tiesībām, bet vienlaikus iestājoties arī vis, par visas sabiedrības tiesībām cīņā pret Irānas režīmu. Šobrīd viena vien no opozīcijas kustībām, galvenā opozīcijas kustībām, respektīvi Nacionālā pretēšanās padome, ir ar sievieti priekšgalā. Pavisam nesen ļoti daudzas sievietes ir tikušas iemestas cietumā, notiec, notiesātas ar garu ieslodzījumu laiku tikai tāpēc, ka tās protestēja pret obligāto hijāba valkāšanu. Tāpat arī cietumā iemestas dubultpilsonību turošas pilsonas, tātad eh, gan es, gan Irānas pilsonis vienlīdzīgi. Tāpat cieši arī virkne citu dubultpilsoņu, pret viņiem tiek vēsta krimināla vajāšana. Mēs aicinām Irānu tūlīt pat atbrīvot šos cilvēkus. Paldies! Tālāk divi ar pus minūtes Noimanas kundzei. Godātie kolēģi! Daudz jūs jau pazīstat šo tradīciju, ka starptautiskajā sieviešu dienā 8. martā sievietes viena otrai dāvina ziedus. Tas ir tāds miermīlīgs simbols, reizēm varbūt pat pārāk miermīlīgs simbols tam, ka ir nepieciešams ievērot sieviešu tiesības. Bet pašos pamatos 8. martā šogad sievietes Irānā, Teherānā metro dalīja ziedus citām sievietēm. Tā bija Tur metro parasti tieši pēdējais vagons tiek rezervēts tikai sievietei. Tur šīs sievietes noņēma savus lakatus, šos hijabus un dalīja citām sievietes. Viņas teica, mēs tiešām ceram, mēs ceram, ka šai metro mēs varēsim visi kopā kāpt metro un nevelkāt šos lakatus, varēsim iet pa Irānas ielām jo Irānā taču pietiek vietas pilnīgi visām Irānas sievietēm, un viņas ievieto šo video sociālajos tīklos, tur mēs skaidri redzam, kā šīs sievietes bez lakatiem vienu otru apskauj. Un var just viņu emocionālo stāvokli un kā rēģē Irānas režīms uz to visu. Viņas iemet šīs trīs sievietes cietumā, piespriežot viņām cietumsodu no 16 līdz 24 gadiem. Nu, un eh, tas attiecas uz tiem cilvēkiem, kam mēs šeit Saharo balvu pie, piešķiram šeit. Viņiem ir daudzām no viņām nos piespriesti pletnes sitienu. Nu, un tas ir tikai par šādu veidu miermīlīgu demonstrāciju. Nu, viena lieta ir pilnīgi skaidra. Irānas režīms jūtas apdraudēts, un viņiem šķiet, ka viņas apdraud šīs drosmīgās sievietes, Jā, situācija šai valstī, protams, ir ārkārtīgi sarežģīta un kļūst arvien sarežģītāk vēl šais pēdējās nedēļās, bet tāpat laikā nedrīkstam vienkārši norodīties uz to, ka šāda veida vienkārši labi žesti tiek nosodīti, ka tiek turpināta diskriminācija pret sievietēm, sievietēm metro, sievietēm, visā šai tiesu sistēmā, ka pret tām tiek vērsta arī seksuāla vārdarbība. Godātie kolēģi! ja kaut kur citur kaut ko tādu mēs piedzīvotu, un ja citur mēs iestāmies par cilvēku tiesībām, tad arī šeit parlamentā mums tas ir jādara attiecībā uz šīm Irānas sievietēm. Un tieši tāpēc mums kopīgiem spēkiem šī rezolūcija ir jāapstiprina un e, attiecīgi arī jāiz, jāpopularizē. Paldies tālāk pusotra minūte Gutelānas kundzei. Liels paldies priekšādātāji, godātā komisāra. Pagājušajā nedēļā piedzīvojām to, ka pie mums nonāca ļoti daudz ziņu par nāves gadījumiem, eh, un te runājam par šo sievieti, kas pašsadedzinājās cenšoties noskatoties futbola maču, un viņa mira savu ievainojumu rezultātā, un viņa tika tāpēc notiesāta ar sešu mēnešu cietumsodu. Tas ir e, ļoti traģiski, un mana solidaritāte un arī Eiropas parlamenta solidaritāte mēs izsakām, un mēs izsakām to viņas ģimenei un ciešam viņai līdzi. Debatēs e, mums ir jārunā par e, sieviešu tiesībām un par to, ka Irānā cietumā ir iemestas sievietes ar dubultu, tajā skaitā arī Eiropas Savienības pilsonību. Sievietes Irānā iestājas par cilvēktiesībām. Ļoti daudzas ir iemestas cietumā tikai tāpēc, ka viņas ir iestājušās pret diskrimināciju. Ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēki, kur iestājas par sieviešu tiesībām, žurnālisti, advokāti, arotbiedrība darbinieki, vidas aktīvisti, tiek iemesti cietumā un bez tiesvedības pat gadiem sēž cietumā. Viņu ciešanas ir neizmērojamas. Mēs eh, iestājāmies par Nasrinu Sutūde, Nargesu Mohamadī. Mēs eh, atkal un atkal atkārtojam prasību par to, ka Lalalī ir jāizlaiž no cietuma, jo viņām ir Eiropas eh, pilsonība un viņām ir jāatgriežas atpakaļ Eiropā. Paldies! Lielas paldies! Tālāk pusotra minūte deputātē Rodrīgas Ramos. Godātais priekšādātāji. Šodien runājam par steidzamības rezolūciju, kurā pieprasām tūlīt pat atbrīvot visas sievietes, cilvēktiesību aktīvistas, kas notiesātas uz cietumsodu Irānā. Tāpat pieprasām atbrīvot uh, dubultās, dubultpilsoņus, kam šobrīd situācija ir ārkārtīgi sarežģīta Irānas cietumos. Viņiem tiek liekta sazināšanās ar juristiem vai ģi un ģimenēm. Un pavisam nesen apcietinātās sievietes tika apcietinātas tāpēc, ka viņas publiskoja video, kur viņas bez galvas lakatiem metro vagonā dala ziedus citām sievietēm cenšoties iestāties par to, ka sievietes vienkārši drīkst šādā veidā sanākt to ka, kopā bez šiem lakatiem. Tas bija viņa vienīgais noziegums. Un Irānā tas tiek uzskatīts par ļoti nopietnu pārkāpumu. Viņi saka, ka tas ir nacionālās drošības e, pārkāpums. Meit, sievietēm, meitenēm burtiski noteikti cietums od 16 līdz 24 gadiem cietumā. Viņām tik uzliekta saziņa ar juristiem. Uh, Irānas varas iestādes ir uzsākušas burtiski kampaņu, tādu represiju kampaņu pret sievietēm, aktīvistēm un juristiem, kas aizstāv viņu tiesības. Tāpat varas iestādes vēršas pret žurnālistiem, kas izplata šo objektīvo informāciju. Šāda rīcība turpināsies, eh, bet sievietes nepadosies. Šīs sievietes cīnīsies par savu nu, nākotni, par savu meitu nākotni šai valstī, un tāpēc svarīgi arī mums kā parlamentam nosūtīt Irānai skaidru un gaišu vēsti. Pirmām kārtām eh, komisijai ir jārīkojas, un jā, tas, šis vēstījums jāiekļo politiskajā dialogā ar Irānu, sakot, ka cilvēktiesības ir prioritāra šai ziņā, respektīvi tas attiecas arī uz aizstāvību, kas nodrošināma sievietē sievietēm, aktivistēm Irānā, un tāpat arī vēstījums jānosūta sievietēm Irānā, viņām pasakot, ka viņas nav vienas pašas, ka mēs esam ar viņām, esam gatavi solidarizēties, esam sirdī kopā ar viņām, vienalga, vai viņas būtu cietumā vai ielās. Paldies! Diemžēl pamazām esam iekavējuši darba kārtību, un tāpēc lūkšu deputātus ļoti strikti pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika. Trīs minūtes deputāte Zofko, godātais priekšādātāji, paldies! Irānas varas iestādes turpina kriminalizēt cilvēktiesību aktivitāti aktīvistus, žurnālistus, vienkāršus aktīvistus, vienmēr sastopas ar problēmām, represijām, arestiem, pret viņām tiek vērstas apsūdzības. Ar šo rezolūciju Eiropas parlaments aicina Irānu pārtraukt, apturēt visus šos tiesu spriedumus un tūlīt pat bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aktīvistus un aizstāvētājus un visus Irānas un ES dubultu pilsoņus, kas šobrīd ir aizturējumā. Priekšsēdētāji trīs Irānas sievietes parādījās kādā video, kurā tās protestēja pret obligāto hijābu jeb plīvuru nesēšanu valstī. Šis protests bija vienkāršs, miermīlīgs, tur viņas iestājās par sieviešu tiesībām un, un izvēlēties, vai valkāt plīvuru vai, plīvuru vai nē. Bet Visas trīs sievietes notiesāts uz cietumsodu 16 līdz 24 gadiem cietumā. Varas iestādes ap, apgalvoja, ka tās eh, vērsās pret valsts drošību, veicināja morālu korumpētību un eh, prostitūciju. Šis gadījums skaidri un gaiši parāda, ka tas ir nesamērīgs sots par šāda veida normu pārkāpumu. Turklāt šīs sievietes tika ap, arestēts tikai tāpēc, ka tās īstenoja runas brīvības principu, kas taču ir jebkuras eh, cilvēciskas būtnes vajadzība. Kādā citā gadījumā sieviete Irānē pašaizdedzinājās, protestējot pretēji izteikto cietumsodu, tāpēc, ka viņa centās eh, stadionā noskatīties futbola spēli. Varas iestādes vērš pret sieviešu tiesībām. Šai rezolūcijā tāpat laikā runājam arī par to um, cilvēku tiesībām, kas ir ES un Irānas dubultpilsoņi un tikuši arestēti. Šies cilvēki cilvēki arestēti. Mm, arestēti ar ne, bez jebkādām apsūdzībām un notiesāti bez tie taisnīga tiesas procesa. Ir skaidrs, ka Irāna ļoti būtiski pārkāp cilvēktiesības, un mēs kā demokrātiska struktūra, kas pārstāv arī tos, kas Eiropas Savienības pilsoņus, kas ir cietumā Irānā, mums ir morāls pienākums viņus atbalstīt un reaģēt un darīt to apņēmīgi. Šis parlaments, godētais priekšādātāji, taču ir izveidots tāpēc, lai aizstāvētu visus Eiropas Savienības pilsoņus, lai kur viņi neatrastos. Irāna ir viena viena no valstīm, kas eh, bija ANO dibināšanas pamatos, un viņi ir ratificējusi apusēji saistošus starptautisko tiesību nolīgumus, kuros tā apņems ievērot cilvēktiesības. Un tomēr realitāte liecina, ka viņš šīs cilvēktiesības un savas saistības nepilda. Ar šo rezolūciju mēs mudinām Irānas varas iestādes apturēt visa veida represijas un īstenot starptautiskavos standartus. Godātie kolēģi, lūdzu izrādiet savu atbalstu eh, šīm patvaļīgi aizturētajām sievietēm un ES pilsoņiem, kas ir cietumā, un nosūtiet spēcīgu vēstījumu ES varas, e, atvainojos, Irānas varas iestādēm. Liels paldies! Tālāk pusotra minūte deputātei Ernstai. Dāmas un kungi! es arī vēlos pievienoties tiem, kas iestājas šeit par cilvēktiesību aktivistēm un juristēm. 2000 13. gadā viena no šīm Irānas sievietēm tika eh, atbrīvota no cietuma, pēc tam atkal mm, apcietināta 2018. gadā. 19. gada martā beidzot nāks mm, tiesas spriedums trīs ar pusgadu cietumē, tāpēc, ka viņi protestēja pret šo hijabu valkāšanas pienā, mm, pienākumu. Nu, kas tie par vājprātīgiem spriedumiem. Mēs nedrīkstam pie tādiem klusēt, lai kas cits nenotiktu ar Irānu. Mēs nedrīkstam par to visu klusēt. Mums ir vajadzīga katra balsts šai starptautiskajā solidaritātes schēmā. Šīm sievietēm ir vajadzīgs mūsu atbalsts, pat ja viņu vārdus mēs nezinām. Un Irāns varas iestādēm man sakāms tikai vienīgais Man nevar panākt nekādu pilsonisku attīstību un nevar to mūžīgi tikai nu, slēpt, mēģināt apspiest. Nu, mēs var, var to iespējams novilcināt, to iespējams eh, mēģināt apturēt, var aizbāzt muti, metot šīs sievietes cietumos. Tomēr brīvības ideju un vienlīdzības ideju pilnībā izravēt nav iespējams. Ne ar šāda veida likumiem, ne ar vardarbību. Un tāpēc mums kā cilvēkiem, eh, kas taču balstās uz šiem unikāli vienreizējiem cilvēktiesībām, vienalga vai tās īstenotu manā pilsētā Dresdenē vai Teherānā, mums ir jāatbalsta visi, kas par šīm tiesībām iestājas. Un ar to vien, ka valdība kaut ko mēģina eh, šādi represīvi darīt, nekas netiks panākts. Paldies! Tālāk paziņojumi no politiskajām grupām un pirmām kārtām tautas partijas vārdā. Deputāts Sikorski, divas minūtes lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Dāmas un kungi! Irāna ir Islāma republika un pilnīgi noteikti burtiski masveidā pārkāp cilvēktiesību, tīpaši tiek šī valsts vēršas pret sievietēm. Tie noziegumi, par kuriem tur tiek piespriesti cietumsodi, mūsu pasaulē nav nekādi noziegumi. Uh, Eh, un gluži otrādi, nu, bet jā, jāsaka, šī sabiedrība it kā sev popularizē kā tāda liberālākā musulmaņu eh, daļa, bet jāsaka, šobrīd tas tā nepierādās, jo Irānā tiek, notiek, nu, tiek piespriezt tiesas spriedumu ļoti daudziem pilsoņiem, un jāsaka, tie nav atbilstīgi nevienam no kritērijiem, ko mēs atbalstītu kā uh, Mm, šādus kritērijus šīs mūlas un garīdznieki piespriež ļoti skarbus sodus par lietām, kas mūsuprāt nav pat noziegumi. Irāna, piemēram, paredz eh, nāves sodu par homoseksualitāti, un tāpēc es pilnībā vēlos pievienoties tām valstīm, ko mēs dzirdējām jau šodien šeit, un kas iestājas par Irānas eh, negodīgās tiesis, tiesu sistēmas upuriem, un it īpaši iestāties par sievietēm, pret kurām šie likumi vēršas. Bet Irāna šobrīd vienlaikus ir ārkārtīgi sarežģīts ģeopolitisks jautājums. Dzirdējām par šiem uzbrukumiem Saudī naftas ieguvas iekārtām, un tāpat arī tiek runāts, ka nu, šīs raķetes sagatavotas, es nu, atvainojos, safabricētas kalnos nemiernieku lokā, tā vismaz apgalvo Saudi Arābija un vaino Irānu Islāmisko republiku. Pirms pāris nedēļām bija notika uzbrukums eh, tankuģiem, kas mm, turpat mm, jūras šaurumā šķērsoja eh, robežu. Un tā vien šķiet, ka Irānas režīms cenšas izprovocēt ASV eh, uz tādu nu, militāru rīcību. Es tiešām ceru, ka ne ASV, ne mēs nepaļausimies šādām provokācijām, jo iepriekš esam tādām ļaušies, un man šīs sakas nav patikušas. Lielas paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā deputāts Pikula lūdzu. Lielas paldies priekšādātājiem! Mēs nevaram pieļaut to, ka sievietes tiek mestas cietumā tikai tāpēc, ka tās stadionā vēlas noskatīties futbolu maču eh, vai īsteno miermīlīgus protestus pret viņām uzspiestām eh, kaut kādām dzīves normām, tādām kā hijaba valkāšana. Un jāsaka, visu šos cietumslodus pasliktina tas, ka turklāt sievietes tiek pakļauts arī pletņu sitieniem, kur rezultātā neret, neret cietusi, viņas tiek savainotas. Un tas ir, tas ir pilsonis, kas cenšas cīnīties par normāliem dzīves apstākļiem. Un pat tajā brīdī, kad tiek izman izvirzītas apsūdzības, ciet arī aiz, aizturētajiem pienākas tiesības uz juridisku konsultāciju, veselības aprūpi un tā tālāk. Cilvēks tiesības taču ir mūsu dzīves neatņemama daļa, lai kur cilvēki neatrastos. Un Irānai ir jāsakārto sava likumdošana, kas tā, lai tā atbilst uz starptautiskajām tiesībām un konvencijām, ko tā pati ir parakstījusi. Un mums ir jāizdara spiediens, mums ir jāizdara spiediens daudzpusējās attiecībās strādājot ar Irānu. Tā, Tālāk Reņo Jūrap grupas vārdā deputāte Porita. Liels paldies priekšsādātāji! Mana vēlēšana apgabala iedzīvotāja Nazarīna Cukrārī Latklifa ir bijusi cietumā jau vairāk kā 1200 dienas. Viņa ir viņai sākumā liedza piekļuvi juristiem un tiesu prāvai, tad pēc tam bija tiesas prāva, kas nebija netaisnīga, nepieejama. Citiem viņa šobrīd ir cietumā, viņa cietumā viņai tiek liekta medicīniskā aprūpe, viņai vairs neļauj viegt starptautiskus zvanus, un viņa ar savu piecgadīgo meitu Gabrielu var tikties tikai reizi mēnesī. Šāda veida attieksme faktiski nozīmē, ka, ka viņi ir saņemta valstī kā gūstekne. Ehm, Nazenīna ir pieteikusi arī bada streiku, viņi saka, ka viņi to turpinās darīt, ja viņi turpinās liekt pamattiesības pamat cilvēktiesības. Viņas vīrs Ričards nesen norādīja, ka Brexit aktualitāšu nolikšana priekšpalā nozīmē, ka Nazenīnas lieta ir burtiski aizmir, aizmirsta. Arī Boris Džonsons faktiski viņas situācija ir tādējādi pasliktinājis un nav ticies ar šīs sievietes vīru kopš kļuvis par premjēru. Šāda veida apstākļos Eiropas Savienībai ir jāpaceļ balss Nazenīna nav viena pati šādos apstākļos. Arī cietumos Irānā ir citi dubulti pilsoņēs Irānā, un viņiem tur cieši no cilvēktiesību pārkāpumiem, viņiem netiek nodrošināta taisna tiesa. Godā teikt, kolēģi, mūsu pienākums ir celties kājās un aizstāvēt viņus par pilnu, aizstāvēt mūsu pilsoņus šeit un ārzemēs. Lūdzu, atbalstiet šo steidzamības rezolūciju. Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā deputāts Urtasuns uz divām minūtēm. Priekšādātāji, paldies! Situācija Irānā ar vien sāsinās, tā kļūst ar vien skarbāka sievietēm un uh, dubult pilsoņiem. Pavisam nesen dzirdējām par 29, 29 vecās pilsonis um, nāvi. Uh, kas pašai aizdedzinājās, tāpēc, ka viņai tika piespriezt sešu mēnešu cietumsots, tāpēc, ka viņa pārģērbusies par vīrieti, centās noskatīties futbola spēli stadionā. Nu, lūk, redzam, kāda pasaule cilvēkiem tiek liekts ieiet stadionā, bet tas nav vienīgais gadījums. 37 cilvēki aizturēt pagājušā mēnesī vien m, mm, par to, ka protestējuši, piemēram, pret obligāto pienākumu nesāt hijābu tiesības iziet demonstrācijās, taču ir brīvās, ir runas brīvības izpausme, un par un tā tiek liekta, un tāpēc mēs aicinām nodrošināt cilvēktiesības visiem aizturētajiem. Irānas sievietes joprojām cieši no diskriminācijas, gan tas izriet no laulību tiesībām, mantojuma tiesībām, tāpat arī bērnu tiesībās netiek sieviešu loma tiek ņem, ņemta vērā, un tam ir jāpieliek punkts. Mēs tiešām ceram, ka šīs dienas debatas liks Eiropas Savienībai un dalībvalstīm prioritāri skatīt šo sieviešu tiesības un likt tās augstāk par ekonomiskām interesēm domāju, ka ir jāstrādā Irāna. Mēs Eiropas Savienības ietvaros strādājam pie tā, lai tiktu slēgti nolīgumi ar Irānu, lai Irāna virzītos uz demokrātiju, bet šāda veida soļiem jānotiek roku rokā ar cilvēktiesību īstenošanu. Tā nevaram tikai koncentrēties uz kodolu jautājumiem vien. Tāpēc mēs vēlamies, lai cilvēktiesības kā priekšnoteikums tiktu iestrādāts visās ES politikās. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk identitātes un demokrātijas grupas vārdē deputāta Sardone. Priekšsēdētāji, paldies! Nu, viens otrs deputāts jau zinās, ka līdz 70. gadiem sievietes Irānā varēja rīkoties tieši apakā mēs, viņas varēja vilkt, ko viņas gribēja, viņām bija brīva piekļuva ties, mācību iestādēm, bet 79. gadā pie varas nāca islāma režīms un reliģijas vārdā sieviešu tiesības tika samīts ar kājām. Valsts nonāca burtiski atpakaļ viduslaikos sieviešu basketbola, futbola, volejbola komandas, eh, komandām bija jānēsā šie lakati. Viņi saka, tā ir viņa izvēle. Nē, viņa, tas ir pienākums, viņas tiek piespiedz to darīt, viņas nevēlas nēsāt šos lakatus. Mēs dzirdam par visām šīm aktīvistēm, kas ikdienas apdraud savu dzīvību, iestājoties par sieviešu tiesībām. Viņas cenšas pacelt balsts par to, kas notiek valstī, cenšas iestāties par sieviešu tiesībām Irānā bet ārkārtīgi bieži vai nu pārliecīgas iecietības dēļ vai kā cita pēc. Eiropas Savienība novērš savu vaigu no šīm sievietēm, un to nedrīkstam darīt. Mums ir jā, jāiestājas par sieviešu tiesībām. Mēs nedrīkstam vienkārši stāvēt un tajā visā nolūkoties. Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā uzstāsies deputāts Vaščikovskis. Vienu minūtu lūdzu. Madam. Priekšādātāja komisāra kungs, kundze. Es esmu bijušais polijas vēstnieks Irānā, un te nu man jāsaka, nesmu apmierināts, nesmu priecīgs par to, ka mums jārunā šodien šeit par šādu Irānas varas iestāžu rīcību. Man drīzāk gribētos runāt par Irānas kultūras ieguldījumu mūsu civilizācijā. Spriedze pieaug Persijas līcī, un mēs gribētu, lai Irāna šeit spēlē konstruktīvāku lomu. It īpaši mēs gaidām, ka Irāna respektēs cilvēktiesības un respektēs tās arī ne tikai attiecībā uz saviem pilsoņiem, bet tiem, kas šo valsti apmeklē. Tāpat vēlamies, lai Irāna aptur savu patvaļīgās aizturēšanas politiku un tūlīt pat bez nosacījuma atbrīvo visus dubultpilsoņus, es un Irānas dubultpilsoņus. Cilvēku tiesību aizstāvētāji, tīpaši jau sieviešu tiesību aktīvistas, ir jā, jāatbalsta. Un visbeidzot, mēs ceram, ka ir, Irāna atturīs, atturēsies no ofensīvas politikas šajā reģionā. Jo Irāna patiešām vēlas paturēt draudzīgas attiecības ar Eiropas Savienību, tad tai gadījumā viņai tai tūlīt pat ir jāmaina savu politiku un jāpieturās pie starptautiskos tiesību standartiem. Paldies! Un Tagad uh, goja e grupas vārdā Valais kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs zinām, ka sievietēm ir ļoti svarīga loma Irānā. Un mēs arī zinām, ka Irānai nav, uh, ties, nav iespēja aizstāvēt cilvēktiesības, bet situācija ir jāmainās. Šīs nelikumīgās sankcijas no ASV puses pret Irānu uh, nozīmē, ka tiek ignorēts tas, kādos apstākļos šīs sievietes un bērni dzīvo. Mēs zinām, ka ekonomiskās sankcijas visvairāk eh, uh, eh, uh, skar neaizsargātākos bērnus un sievietes. Ja mēs pasludinām, ka esam cilvēka tiesība aizstāvi, tad mēs nevaram pieļaut šādu vēršanos pret uh, Irānas tautu. Mums ir jāsaprot, ka uz Irānu šobrīd raugās uh, starptautiskā uh, kopiena un mums ir jāsadarbojas ar viņiem. Tas ir arī mūsu interesēs. Uh, rezolūcijas priekšlikums pašreizējā formā ir tikai atkal vēl viens uh, ierocis, ar kur vērsties pret Irānu, un mēs esam pret to. Paldies! Un tagad pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā Delūsija kundze. Thank you, Chair. <laughs> Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlētos pateikt, ka es um, aizstāvu uh, šīs sievietes, kas um, miermīlīgi cīnās par savām tiesībām Irānā. Uh, Šķiet, ka e, Eiropas Savienības politika attiecībā pret Irānu izgāžas un arī ASV e, šobrīd e, pavērš muguru. Cilvēku, barbarisms pret cilvēkiem nav pieļaujams. Cilvēki kļūst par upuriem politiskajās spēlēs. Irāna iegūs no Eiropas Savienības investīcijām, bet vienlaikus tiek atbalstīts teroristu grupas. Uh, Un ko gan viss šī runāšana dod? Mums ir nepieciešams uh, kas cits. Mums ir jāsadzird tie, kuri uh, šobrīd ir ieslodzījumā. Mums ir jāaizstāv uh, cīnītāji. E, es šobrīd saucu vairāku cīnītāju vārdus, un es domāju, ka mums ir pienācis laiks rīkoties. Paldies! Minutes, Paldies, un tagad uz divām minūtēm Estaras Feraguts kundze. Priekšsādātāju vēlreiz Irāna ir eh, debašu centrā saistībā ar kopīgo tēmu mm, eh, cilvēktiesību Nu, pārkāpumi. Eh, cilvēktiesību cīnītāji, minoritātes, sievietes, eh, cilvēki ar invaliditāti, dubultu pilsoņi, viņi visi cieš no vajāšanas, no netaisnas tiesāšanas, no uh, patvaļīgas aizturēšanas, uh, tikai tāpēc, ka vienkārši dara savu darbu un aizstāv cilvēktiesības. Nu, viņi nevar to darīt bez draudiem. Uh, un bez iebiedēšanas. Tie daudzi gadījumi tika pieminēti, eh, kur notika spīdzināšana, no kuriem cilvēki cieta. Es vēlētos runāt par um, noteiktu eh, gadījumu, kad 29 gadu vecumā meitenes vienīgais noziegums bija, ka viņa bija sieviete un viņa izrāvās ar futbolu. Un viņa pārģērbās par uh, vīrieti, lai varētu sekot līdzi futbola mačam, bet viņas valdība neļauj sievietēm apmeklēt futbola spēles. Un viņa nonāca Teherēnas ciet, tiesas priekšā un tika notiesāta. Viņas vienīgais noziegums bija, ka viņa bija sieviete, kura valstī, kur vīrieši nosaka sieviešu tiesības un neļauj tām īstenot savas tiesības. Tiešām ir uh, Eh, apbrīnojami, kā Irānas eh, valsts iestādes attiec pret sieviešu tiesībām. Eh, vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku kopš revolūcijas sākuma ir tikušas nogalināti. Ehm, tiek norādīts, ka Irāna ir vislielākais eh, sieviešu žurnālistu cietums. Mums eh, nevar būt klusa atbilde uz tādu apspiešanu, un tāpēc eh, komisija norāda gan, ka ir īpaši svarīgs šis jautājums, bet ir tiešām jā sauc pēc eh, palīdzības. Nevar būt tā, ka nāves gadījumi ir velti. Eh, cilvēki ir ļoti drosmīgi un eh, viņi cenšas panākt savu tiesību ievērošanu. Mēs nevaram atstāt viņas vienas pašas. Viņas ir reālā islama revolūcija. Eiropai ir ir jāpalīdz miera nodrošināšanā šajā valstī. Vienā. Paldies, tagad vārds Arēnas kundzēs vienu minūti. Diskriminācija pret sievietēm Irānā ir ikdienas eh, realitāte. Un te es domāju īpaši eh, par Kadai eh, kundz, kurai ir bijis jāsimulē tikai tāpēc, lai cīnītos par savām tiesībām. Mēs saprotam, cik lielā mērā notiek vēršanās pret sievietēm un viņu pamatiesībām. Uh, Sabiedrība, kurā pusē iedzīvotāji netiek eh, piešķirts viņa tiesības, nevar augt. Un, diemžēl, Irānas eh, situācija nav izņēmums. Mēs varētu te piesaukt vairākas valstis, un saraksts būtu diezgan garš, un man noteikti būtu nepieciešams vairāk par vienu minūti, lai tās visas nosaukt. Bet Irāna ir Eiropas Savienības partneris. Irāna um, bija mūsu partneris arī. Uh, kodola līguma uh, eh, sarunās. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir tās rīcībā, lai cīnītos pret lielāko netaisnību pasaulē, proti, ka pusē cilvēks tiek liektas uh, pamat tiesības, proti sievietēm. Paldies! Thank you. One minute. Paldies! Uz pusotru minūti vārds Benjonkungam. Uh, yeah, uh, Paldies priekšsēdētājiem! Cilvēktiesību situācija Irānas Islāma Republikā bieži tikus kritizēti un vārda brīvība eh, tika ierobežota. Un nav noslēpams, ka Irānas varas iestādes ir uzsākušas eh, cīņu pret žurnālistiem un arī cilvēktiesību aizstāvjiem. Šīs ieslodzīšanas un negodīgās tiesas galvenokārt tiek vērsts pret etnisko minoritāšu pārstāvjiem Irānā un tā ir diezgan uh, liela uh, daļa iedzīvotāju, var minēt vien dažas uh, no šīm kopienām. Runa ir piemēram par kādu uh, dubultu pilsoni, kura ir tikusi ieslodzīta Irānā, viņai nav bijušas tiesības uh, uz taisnīgu tiesu, un viņa tika atzīta par vainīgu um, spiegošanā pēc netaisnīgas tiesa, uh, tiesas procesa. Es nesen tikos ar viņas vīru Ričārdu uh, Ratklifu, un man šķita, ka viņš ir ļoti labs cilvēks, kas uh, drosmīgi īsteno kampaņu, lai panāktu savas sievas atbrīvošanu. 2018. gadā um, ap ASV uh, ievies sankcijas, bet Eiropas Savienība turpināja savu atbalstu. Bet vai tas nav bijis pietiekams signāls Irānai, ka Eiropas Savienība var būt partners un draugs? Es aicinu atbrīvot visus ieslodzītos un aicinu Irānu pārdomāt savu pieeju eh, cilvēktiesībām, jo īpaši nodrošināt vārdu brīvību. Uh, un tādā veidā mēs varam dot pamatu situācijas uh, normalizācijai attiecībās starp Eiropas Savienību un Irānu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūtu Rivjēra kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, ir jānosoda visas tās valsts, kas apspiež sievietes. Irāna, kā jau tas pieminēts šajā rezolūcijas projektā, bet arī Saudarābija, Pakistāna, kā gan mēs varam aizmirst par Azju Bibī. Realtāte ir tāda, ka visas valsts, kurās šariats ir kā pamat juridiskais dokuments, apspiež sievietes, jo mums ir jānosoda šī eh, teksta izmantošana. Fond Tad Lajens kundze ir eh, nozīmējusi komisāru, kas aizstāvētu mūsu eh, dzīvesveidu, un pirmais, kas mums jādara, mums ir jāvēršas pret šariātu. Mums ir jāspēr vismaz neliels solīts uz priekšu, pieņemot šo rezolūciju, bet mums ir jāsaprot, kā mēs varam novērst sieviešu apspiešanu tik daudzās valstīs. Paldies! Thank you. One minute, Mrs. Kanko. Paldies, viena minūte Kanko kundzei. Your, your mic is not on. Dear President, dear colleagues. Priekšsēdētāji kolēģi, viņai patika futbols, varbūt viņa bija iemīlējusies, varbūt viņai bija īpašs redzējums attiecībā uz futbolu. Viņas vārds bija Sahāra Hurārē. Uh, un eh, viņas eh, tika notiesāta par to, ka viņa mēģināja iekļūt futbola spēles eh, stadionā. Tāpat kā daudzi citi, viņa arī ir pateikusi valstī, kāda ir situācija. Tāpat bija arī aizdedzināšanās gadījumi. Irānā cilvēktiesība aizstāvja ir cilvēki kā viņi, kas vēlas vienkārši izbaudīt brīvību, un viņi saskars ar vajāšanu eh, un tiek notiesāti. Sieviešu tiesība aizstāvēšana nav sots. Kopš janvāra eh, daudz cilvēku aizturēti eh, par to, ka nebija lietojuši galvas segu Un tas ir sievietes sie, cieņas jautājums. Tāpat e, jāpiemin profesors Džalalī, kurš tika aizturēts, un viņš mm, apmeklēja profesoru Briselē pēc visām rezolūcijām, padomas secinājumiem un tā tālāk. Augstā pārstāve uh, uzsvēra šī gada sākumā, ka dialogs ir vienīgais veids, kā rīkoties, bet ar to nav iespējams. Un kā var, tas var būt, ka 29 gadu meitene ir um, mirusi, tāpēc, ka viņai tikai patika futbols, un daudz citi arī atrodas draudu priekšā. Like again, members, Priekšsādātājs, es lūkšu visus ievērot savu runas laiku. Tagad Rodrīgas Palop kundze, viena minūte. Paldies! Jums visām likšu ciest. Tā teica tiesnesis, kas eh, notiesāja sievietes saistībā ar to, ka viņas nelietoja galvas seku. Un eh, tika eh, viņas notēsētas, un pirms tam viņas tika arī fiziski ietekmētas. Tāpat notika Mm, protests pret eh, to, ka mm, sievietēm jāvalkā hijabs, un mm, tas eh, tieši ir saistīts ar noteiktu dzimumu, un tas ietekmē tūkstošiem meiteņu un sieviešu, bet eh, nav tādas kultūras vai reliģiskās piedarības, kur tiktu, varētu pārkāpt mūsu cieņu, nevis, lai kā mēs ģērbtos vai izģērbtos, un Irānas valdībai vajadzētu anulēt no tiesājošos spriedumus, garantēt piekļuvi taisnīgai tiesai un aizsargāt vārda brīvību, pulcēšanās un nediskriminēšanās brīvību. Mēs nedomājam, ka sievietes, kas aizklāja apkāj galvu, ir pakļautas, vai ka tās, kuras atklājas, tām ir atkal citi iemesli. Katrai jāvar darīt tā, kā tā to vēlas. Paldies! Liels paldies! Viena minūte patena kungs! Katru dienu Ratklifs eh, arī piedzīvo traģēdiju. Eiropas Savienība un mūsu parlaments ir līdzinātāji šajā traģēdijā. Eiropas Savienība apsolīja Irānai, ka būs iespējams izvairīties no ASV sankcijām, bet joprojām tie ir tukši solījumi. ASV sankcijas uh, Gibraltārā uh, arī noveda pie mm, tankera. Uh, aizturēšanas un eh, tiek apsolīts, ka tiks eh, nodrošināta aizsardzība. Bet eh, Mēs redzam, kas notiek, ka nacionāla valsts tiek nodroši, nonāk ķilnieka lomā. Te nav nekādas apziņas, vai jūs varat iztēloties šādu situāciju. Un kā tad ir ar šo parlamentu? Es esmu uh, Irānas delegācijas sastāvā, un jūlijā es lūdzu uh, skatīt jautājumu steidzami par Irānu. Nebija nekādas atbildes, mēģināju vēlreiz. Un 70 dienas pagājušas, joprojām parlamenta delegācija sakariem mm, ar Irānu nav tikusies. Un, mm, joprojām notiek vajāšana un mūsu rokas ir netīras. Paldies, viena minūte Džonsas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Tīsens kundze. Sieviešu dzīves tiek apdraudētas vairākās valstīs, bet Irānā notika Irānas revolucionārās tiesas, kur uh, Eh, tiek palielināti sodi pat par miermīlīgiem protestiem, īpaši sieviešu tiesību aizstāvēm. Tikai tāpēc, ka tās ir sievietes, tāpēc, ka nenēsā hijabu, tāpēc, ka noraugās futbola spēlē vai arī um, nes ziedus starptautiskajā sieviešu eh, dienā daudzām sievietēm. Uh, kuras ir dubultu pilsones, eh, pret viņām īpaši vēršas. Piemēram, sievietes žurnālistas, eh, kas strādāja BBC, sieviešu tiesību aizstāvēm eh, tiek ierobežota piekļuve viņu tiesību aizstāvībai. Te ir vesela virkne vārdu, to starp Nazirīna, ku, Mm, tur ir eh, jācieš no eh, tā, ka nav pietiekamas medicīnās aprūpes, nav iespēja piekļūt advokātam. Un tad no nu, šie pārkāpumi cilvēktiesību jomā ir ļoti būtiski. Mums uz tiem ir jānorāda, mums kaut kas ir jādara. Irānai ir jāpārtrauc šāda rīcība, mums ir jāparūpējas par to, ka sieviešu tiesības pilnībā tiek ievērotas neatkarīgi no mm, tā, kur šie pārkāpumi notiek. Paldies! Paldies! Viena minūte Grudler kungam. Paldies priekšsēdētājiem, godātie deputāti. Es vēlētos sveikt eh, drosmi, kāda ir visiem sieviešu tiesību aizstāvjiem Irānā, kas nosoda mm, represijas, kas turpinās un saistās ar vārda brīvību un iebildi pret obligāto galvas aizsaga lietošanu. 2018. gadā Aptuveni simts sieviešu tika aizturētas šo iemeslu dēļ. Viņas joprojām atrodas uh, apcietinājumā. Apmēram simts no viņām ir dubultpilsonība no Irānas un ES. Viņas tiek uzskatītas par valsts ienaidniecēm, tāpēc uh, Viņām nav piekļuvis taisnīgai tiesai, un mēs eh, Irānai prasām nekavējošu un bez nosacījumu viņu atbrīvošanu. Mēs prasām arī valstīm, kurām ir pārstāvniecība Teherānā, darīt visu iespējamo, lai izveidotu aiz turēto mm, dubultu pilsoņu sarakstu un censtos viņus aizsargāt, apmeklējot cietumā, publiskus paziņojumus veicot, arī diplomātiskus soļus sperot, lai panāktu viņu ātru atbrīvošanu. Paldies! Viena minūte, Tovaļjērī kundze. Signor Presidente, in Iran ledi... Priekšsādātāji kungs, Irānā eh, notiek iebiedēšana un represijas pret sievietēm. Uh, un tas notiek brīdī, kad Irānas sievietes cenšas uh, arī reaģēt uz to, kas notiek un no kā viņas cieši ikdienas. Par to redzam arī sociālajos tīklos Eiropa aizstāv brīvības, uh, atbildības vērtības nevar pieņemt šādus pārkāpumus, ko veic tāda arhaiska liekulīga sistēma, kas izmanto islamu kā aizbildinājumu. Nu, tas ir fanātisms, kas skar arī Eiropas pilsētas un politiķi. E, tajā visā noraugās vai izliekas neredzam. Mēs nevaram runāt un piesaukt kultūras daudzveidību, ignorējot mūsu Eiropas vērtības. Eiropas solidaritāte ar Irānas sievietēm būtu jāsaist ar visām sievietēm, kas dzīvo arī šeit un citur. Viņu brīvība ir arī mūsējām. Paldies, Černeski kungs, viena minūte. Panie przewodniczący, pani komisārš, Paldies priekšsēdētāji komisāris kundze. Irāna ir valsts ar garu, skaistu vēsturi no senatnes. Un tas ir papildu iemesls lūgt cienīt sievietes. Nav eh, paradoxāli, ko tādu prasīt valstī ar šādu vēsturi. Uh, Savulaik Irānā bija vairāk eh, tiesību sievietēm nekā šobrīd. Ir noticis regress un kāpšanās atpakaļ. Tas tiešām ir skumji. Kad mēs runājam par sieviešu tiesībām Irānām, jo īpaši ir jāieklausās tajās sievietēs, kas devās uz Irānu, kas dzīvo Irānā, kas pameta Irānu un ir skaidri redzējušas to, kāda ir reālā situācija. Mēs jau organizējām vairākas konferences, kurās piedalījās Irānu pamatošās sievietes, kā Raģadī kundze. Tāpat atminēsimies un pieminēsim tos cilvēkus, kas ir irānieši ar dubultu pilsonību Eiropas Savienībā. Neaizmirsīsim arī šos cilvēkus. Viss jādara, lai rīkotos. Paldies, Regneris kundze! Dankeschön! Paldies! 70% no Irānas sievietēm ir eh, pret eh, stingriem eh, noteikumiem attiecībā uz tradicionālo apģērbu. Un Irānas izpētes centra pētījumā tas ir pierādīts. Un sievietes patiešām vēlas valkāt to, ko griba bez uh, riska tikt ieslodzītas vai aizturētas. Kopš 2018. gada vairāk sieviešu tiešība aizstāvi arī vīriešu dzimuma ir tikuši aizturēti un ieslodzīti. Jāsaka, ka šāda cilvēku brīvība ir uh, cilvēktiesības. Uh, Mojgan Kešavāra, Moriņo Aravāšī, Saba Kordavskāzī un e, citas sievietes patiešām miermīlīgi protestēja pret diskriminējošo plīvuru nesāšanas likumu un viņām ir piespriesti cietumsodi no 16 līdz 24 gadiem. Tas nav absolūti pieņemami un mums ir jāpieprasa nekavējoties šīs e, sieviešu tiesību aktīvists atbrīvot no ieslodzījuma. Thank you. Paldies, un tagad Karls Brokundze uz minūti. Herr talman! Under de senaste månaderna... Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējo mēnešu laikā Irānā iestādes ir gājušas vēl tālākus soļus, lai turpinātu apspiest sievietes. Sieviešu tiesību aktīvistes ir tikušas aizturētas. Trīs sievietes arī ir uzfilmējušas video, kurā ir redzams, ka viņas nenāsā hijabu un ir vienkārši mierīgi pie metro izdalījušas ziedus Teherāns iedzīvotājiem. Un eh, tieši eh, šādu aktivitāšu dēļ viņām ir piespiest cietumsots no 16 līdz 24 gadiem. Eiropas parlamentam ir uh, jānosoda uh, sievietēm naidīgais Teherāns režīms. Eiropas Savienībai ir jārunā nepiekāpīgi par sieviešu un cilvēktiesību ievērošanu kopumā. Ir 2019. gads un katram ir uh, jābūt tiesībām noteikt pār savu dzīvi un ķermeni. Paldies, un tagad Vēmers uh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Stādieties e, priekšā, ka, piemēram, jūsu māsa protestē pret tādu uh, režīmu, uh, kas neļauj viņai iet uz futbalu spēli un pēc tam riskēt ar cietumsodu, sadedzinās, pašsadedzinās. Iedomājieties, ka uh, jūsu māsai vai mātei ir obligāti jānāsā hijabs, un ja viņi to nedara, arī tad viņu var ieslodzīt. Zviedrijā esam pat eh, piedzīvojuši, ka eh, politiķi no šīs valsts nevēlas eh, sievietēm spiest roku un uh, viņa aizbildinās ar musulmaņu ticību, ka tas nav uh, tā pieņemts, ka tās ir viņa tradīcijas. Nu, mums ir jāvēršas pret to, mums ir jāatbalsta sievietes, mums ir allaži jādaudzina rietumu vērtības, un mēs nedrīkstam uh, pieļaut to, ka sievietes nesā apspiešanas simbolus. Paldies! Un uh, tagad uh, Kostera kungs, paldies! Kolēģi Irānā, sievietes! tiek diskriminēts gandrīz visās dzīves jomās. Šariāts joprojām ir spēkā Irānā, paredzot nāves sodu par zināmiem noziegumiem. Tas ir uh, diktātoru režīms, uh, kas ir ļoti auglīgs uh, fundamentālistiem un arī uh, visa cita veida autoritāriem spēkiem. Uh, Jāsaka, ka Irāņu sieviešu tiesību aktīvistu ieslodzīšana vēl jau skaidrāk ilustrē šo briesmīgo sistēmu. Sievietēm tiek piešķirti pātagas cirtieni, citi šausminoši sodi tikai tāpēc, ka viņas iestājas par savām tiesībām. Uh, Kamēr vien pastīvies šī radikālā diktatūra un tiks apspiestas sieviešu tiesības, jāsaka, ka tuvējos un vidējos austrumos netiks garantēta nekāda mierīga valstu līdzās pastāvēšana. Paldies, un tagad Austrēvičus kungs. Priekšsēdētāji, kolēģi, komisārs kundzi. Uh, Es eh, sākumā vēlējos paust savu visdziļāko cieņu un solidaritāti visiem cilvēku tiesību aizstāvjiem Irānā. Un esmu patiešām abrīnas pilns domājot par sievietēm, kas, piemēram, miermīlīgi protestēja pret eh, tiesību apspiešanu, izdalot ziedus metro un pie metro pieturām. Uh, Es atceros miermīlīgos protestus kādreiz pret padomju diktatūru, ar, arī tad, kad trīs Baltijas valstu pilsoņi sastājās tās augtajā Baltijas ceļā, sadevās rokās. Cilvēktiesību apspiešana, vajāšana, iebiedēšana, žurnālistu un arī opozicionāru vajāšana, tā jau ir kļūst par ikdienu Irānā. Tas arī ir draudz ekonomiskajai izaugsmai un, protams, arī globālajai drošībai. Es pieprasu, lai Irāna ievēro cilvēktiesības saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un tiem instrumentiem, ko pati ir ratificējusi. Es vēlos, lai padome pārskata Eiropas attīstību attieksmi pret Irānu, ņemot vērā papildus sankciju ieviešanu. Paldies! Paldies! Višņēvskas kundzei tagad minūte. Priekšsēdētāji, kolēģi! Situācija Irānā ir nu dien nopietna. Sievietēm ir jācīnās par vienkāršākajām tiesībām, un, diemžēl, eh, tiek arī joprojām piekopts nāves sots, eh, pat nomētēšana ar akmeņiem. Ja sieviete tiek izvarota, eh, tad upuris tiek sodīts kopīgi ar noziedznieku. Sievietes bieži nedrīkst piedalīties vēlēšanās, viņām ir obligāti jānēsā hijabs. Mums ir jāatbalsta šīs sievietes. Eiropas uh, Savienības uh, pilsoņiem, tātad cilvēkiem, kas dzīvo Irānā pat ar Eiropas Savienības pilsonību, ir piespiesti ļoti augsti cietumsodi. Uh, tiek izmantoti dažādi iegānsti, uh, lai šos cilvēkus uh, paturētu ieslodzījumā un nelegāli tiesātu. Uh, Ja Eiropas Savienība uztver nopietni savas starptautiskās apņemšanās, tā ir nekavējoties jārunā stingra valoda ar Irānu, pieprasot cilvēktiesību ievērošanu un jāparūpēs, protams, arī par saviem valsts piederīgajiem, kas dzīvo šajā valstī. Paldies, un tagad minūte Kutajāras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Sieviete arī ir cilvēks, un viņai tā tad piemīta uh, visas tās pašas cilvēktiesības, kas vīriešiem. Mēs uzticamies tiesiskumam. Mums uh, pamatiesības ir jāaizsargā pilnīgi visur, pat uh, tālu no šī kontinenta robežām. Protams, ir arī um, dažādas atšķirīgas tradīcijas un reliģijas, bet to nevar izmantot par iegānstu totalitāra režīma turpināšanai. Cilvēku tiesību aktīvisti, kas miermīlīgi protestē pret apspiešanu, tiek ieslodzīti cietumā uz ļoti ilgu laiku. Maltā, manā dzimtenē, ir uh, arī ratificēta Stambulas konvencija, kurā ir atrunātas īpašas sieviešu tiesības. Es tāpat kā citi kolēģi pieprasu, lai Irāna ievērotu sieviešu tiesības, nevis tās diskriminētu. Paldies, un tagad Rafaels kundze uz minūti. Priekšsēdētājs komisārs kundze, dārgie kolēģi, trīs sieviešu tiesību aktīvisti ir ieslodzīti Irānā un viņiem ir piespriests cietumsots no 16 līdz 24 gadiem. Kāds tad bija šo cilvēku noziegums? Viņas vēlējās ģērbties uh, pašas pēc savas gaumes. Un šis pēdējais incidents uh, ir tikai um, viens incidents ļoti. Priekšsēdētājs saka, nav tulkojuma angļu valodā, vai jūs varētu atsākt vēlreiz savu uzstāšanos, lai gan runātāji izsakās angļu valodā. Uh, Dārgā komisārs kundze, dārgie deputāti, trīs sieviešu tiesību aktīvisti Irānā ir pazuduši un viņiem ir piespriests cietumsots no 16 līdz 24 gadiem. Šie aktīvisti vienkārši uh, ģērbās tā, kā vēlējās. Un uh, tie ir vīrieši, tas ir vīriešu režīms, kas ir nobijušies no sievietēm, mēģinot viņas ierobežot, um, diskriminējot šo sieviešu tiesības. Jāsaka, ka Irānā cilvēku tiesības tiek pārkāptas dien, dienā. Ir tūkstošiem šādu gadījumu un uh, nereti cilvēkiem tiek piespriests arī nāvis sots komisārs kundze. Es pieprasu, lai jūs un augstā pārstāvā ārlietu lietās darītu visu, kas ir jūsu spēkos, lai parūpētos par šo sieviešu tiesību ievērošanu. Nevienai valdībai nevajadzētu arestēt un likt cietumā sievietes par to, ko viņas valkā. Ne šeit, ne Irānā. Vīriešiem nevajag mums noteikti kā ģērbties. Thank you. We follow with catch the eye. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. So, Lopez Aguilar. Lopez Aguilar kungs. Nu, šīs ir ierastas debats Eiropas parlamentā ceturtdienu rītos, kad ir runa par fundamentālo pamatiesību pārkāpšanu. Ir jāpauž mm, tās sabiedrības vērtības, kādu pārstāvam, un jānosaka komisijas ārējā politika un Eiropas Savienības ko, politika kopumā ar rezolūciju, kas šajā gadījumā, un tas ir eh, rēts gadījums, Eh, ir guvusi vienbalsību. Proti jāpauž nosodījums par eh, pastāvīgu un acīm redzamu sieviešu tiesību pārkāpumu gadījumiem Irānija, Irānā, kad eh, sievietes um, cieš, kad sieviete izdara pašnāvību pēc futbola spēles apmeklēšanas, jo viņa zina, ka tiks notiesāta, un visu laiku ir šādi degradējoši sodi. Eiropas Savienība ir centusies uh, ko darīt, lai saglabātu kodolu vienošanos ar Irānu. Un tā ir īstenojusi savu diplomātiju, centusies izvirzīt savas prioritātes, bet tas nemazina, bet tieši pastiprina morālo autoritāti attiecībā uz uh, pieprasījumiem ārējā politikā, ka mm, tiek regulāri vajātas un pārkāptas sieviešu tiesības Irānam. Dēlī kundze tagad lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribu uh, izrādīt solidaritāti šīm sievietēm, kas cīnās par līdztiesību un cilvēktiesībām, un ir jāpieprasa šo sieviešu atbrīvošana no cietuma. Uh, ir jācīnās par sieviešu tiesībām Irānā un par iespējām ģērbties, kā vien viņām tīk. Es asi nosodu uh, nāves sodu, it sevišķi, ja mēs runājam par nepilngadīgajiem. Uh, Bet jāsaka, ka rezolūcija man liekas visai uh, Eh, nelīdzsvarota. Irāna tagad arī piedzīvo grūtus laikus un ir arī bijuši apgalvojumi, ka Irāna mēģina provocēt karu ar ASV, bet patiesībā ASV izstājās no kodola vienošanās un ASV arī mēģina um, radīt ekonomiskos zaudējumus uh, Irānai. Protams, mēs visi apzināmies, ka Irānai ir jāmainās. Es augstu arī vērtēju to, ka Irānas parlamentā ir ieviesta um, sieviešu kvota. Es gribētu teikt, ka šī rezolūcija neko nenesīs klāt, ja vien mēs šeit neiekļausim grozījumus par sankcijām. Paldies! Kelī kungs tagad. Kamāgos? Čon? Paldies! Es gribēju tikai papildināt iepriekšējo runātāju teikto. Sieviešu tiesību pārkāpumi ir absolūti nepieņemami un. Es kādreiz strādāju arī Irānas delegācijā, tas bija iepriekšējā sasaukumā. Mēs strādājam, patiešām vajag sviedros, lai saglabātu mm, kodola vienošanos. Un, protams, visiem ir jāievēro uh, līgumā atrunātais abām pusēm, un sievietēm ir uh, jābūt līdztiesīgām, un kā uh, viens kolēģis teica, vīriešiem Irānā nevajadzētu diktēt sievietēm, kā ģērbties. Un Dēlī kundzes teiktu arī vēlos papildināt, arī ASV ir jāievēro savas saistības, ņemot vērā kodola vienošanos. Un e, vienošanās e, jau tika panākta ar iepriekšējo ASV prezidentu Obamu, un nevar šādas vienošanās vienkārši padarīt par nebijušām. Paldies! Habiba kungs uz minūti. Paldies! Jāsaka, ka esmu pārsteigts par uh, šīm debatēm. Jāsaka, ka ASV ir viens no mūsu lieliskākajiem sabiedrotiem, kas mums allaž ir bijuši vēstures gaitā. Un uh, tad, kad tika ieviestas sankcijas pret Irānu, Eiropas Savienība mēģināja tās uh, sabotēt. Uh, Labi, ka tas neizdevās, un ASV arī jūnijā lūdza atbalstu, bet uh, eh, ES atteicās to sniegt, un arī Britu kuģis um, tika um, arestēts Irānas uh, ūdeņos. Iespējams, bez jūsu politikas tas nebūtu noticis. Un tagad Eiropas Savienība nedara pilnīgi neko, lai atbalstītu lieliskāko sabiedroto savā vēsturē vēsturē, un jūs paši neieguldāt pietiekam daudz līdzekļu NATO, bet mēģināt finansēt jaunu Eiropas aizsardzības struktūru. Nu, sagatavojieties un arī beidzot normāli attiecieties pret saviem sabiedrotajiem ASV. Paldies! Vārdus kundze uz minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu tikusies ar Ričārdu uh, Radklifu, ieslodzītās aktīvistes vīru. Viņš ir trīs gadus jau uh, organizējis kampaņu, lai uh, viņas jau tiktu atbrīvota no uh, cietuma. Viņš arī bija pieteicis gada sākumā uh, bada streiku. Uh, Un e, jāsaka, ka viņa sievas dubultā pilsonība Irānā netiek atzīta. Viņa joprojām ir ieslodzījumā un viņai draud otrs tiesas process. Viņai e, cietumā ir jācieš necilvēcīgi apstākļi. Nazmīma ir um, ieslodzīta cietumā kopā ar vēl vienu britu pilsoni, kas e, pagājuši gadu tika ieslodzīta, kad cīmojās pa savas ģimenes. Uh, Kamils Amādī, kas arī ir ļoti e, cienīts e, cilvēktiesību aktīvists, e, brītu pilsonis, nesen tika aizturēts Irānā un nav pat zināms, kāda apsūdzība viņam ir izvirzīta. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu pilsoņi tiek apdraudēti. Un ir Diemžēl eh, tādi maldinoši Borisa Džonsona izteikumi, kad viņš vēl bija ārlietu ministrs, kas arī ir nākuši par eh, ļaunu mūsu attiecībām. Paldies! To... Un tagad man ir prieks dot vārdu komisārai Taisens kundzei. Thank you, Mr. President. Dear President, honor... Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Mūsu apņemšanās aizsargāt cilvēktiesību aizstāvis, tā skaitā arī sieviešu aizstāvis, ir daļa no mūsu cilvēktiesību politikas. Diemžēl pārāk daudzās valstīs, tā skaitā Irānā, sievietes joprojām saskars ar draudiem un viņu tiesību ievēro, neievērošanu, tāpēc, ka viņas ir cilvēktiesību cīnītājas, var arī vienkārši tāpēc, ka viņas ir sievietes. Viņas saskars ar vajāšanu, iebiedēšanu, un vardarbību, tā skaitā arī seksuālu vardarbību, vai arī viņām draud izslodzīums tikai tāpēc, ka viņas iestājas par savām pamattiesībām. Šajā kontekstā es vēlētos pateikt, cik ļoti man satrauc Feda eh, Sahara Kodajārī, kura eh, šā mēneša sākumā aizdedzinājās pēc tam, kad uzzināja, ka viņai draud cietumsots par um, mēģinājumu iekļūt futbola mačā. Uh, cik traģiski ir šādi gadījumi. Nevienai sievietei nevajadzētu eh, tikt ieslodzītāji tikai tāpēc, ka viņa apmeklē kādu pasākumu. Katru gadu 8. maijā sakrunātāji tiek svinēta Starptautiskā sieviešu diena, un Eiropas Savienībai tā ir iespēja atgādināt par visu to sieviešu drosmi visā pasaulē, kuras centušās eh, spēlēt eh, svarīgu lomu savu eh, valstu un kopienu vidū. Savā kopīgajā paziņojumā šā gada 8. maijā mēs atgādinājām, ka mēs vēlamies, lai visām sievietēm būtu uh, vienlīdzīga piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un vienlīdzīgām iespējām uz laimīgu nākotni. Mēs iestāsimies par cilvēku un sieviešu tiesībām gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Mūsu apņēmība atbalstīt cilvēktiesību un tā skaitā arī sieviešu tiesību aizstāvis. Sakāms arī par mūsu darbu Irānā. Augsta līmeņa politiskajā dialogā ar Irānu mēs cenšamies pavirzīt uz priekšu sadarbību vairākās savstarpēji noderīgās jomās, un mēs nepārtraukt atgādinām par cilvēku tiesībām. Mēs nepārtraukt pieprasam no varas iestāžu puses, lai sieviešu tiesības netiktu pārkāptas un lai sievietes netiktu ieslodzītas. Mēs par to domājām arī 2012. gadā, kad um, mūsu Saharā balvas um, ieguvēji bija cilvēktiesību un sieviešu tiesību cīnītāji. Mēs skaļi par to runāsim arī turpmāk starptautiskajos fórumos, ANO cilvēktiesību padomē. Sieviešu un meiteņu tiesības noteikti būs arī mūsu prioritāšu um, sarakstā, tad, kad sāksim pārskatīt um, savu sadarību ar Irānu novembrī. Cienījamie deputāti, es lieliski apzinos, ka šīs debates nozīmē, ka mums ir jādomā arī par dubultās, dubultpilsoņiem un viņu stāvokli Irānā. Cilvēku apcietināšanu un ieslodzīšanu, kā piemēram apvienotās karalists un Eiropas Savien un Irānas pilsoņu ieslodzīšana tikai balstoties uz viņu valsts piedarību ir pretrunā uh, politiskajām tiesībām un starptautiskiem dokumentiem, kurus Irāna ir apstiprinājusi, parakstījusi un kur tie ir, kura tie, tā ir jāīsteno. Neviens nedrīkst um, tikt apcietināts bez tiesas, un kā Eiropas Savienība mēs turpināsim uzstāt uz to, ka tiek atbrīvoti visi apcietinātie Eiropas Savienības dubultpilsoņi un visi Irāna cilvēktiesība aizstāvji. Mēs aicinam Irānu garantēt un nodrošināt, ka neviens uh, cilvēks netiek aizcie, apcietināts bez tiesas un lai ieslodzītie vai apcietinātie netiktu um, spīdzināti. Katram ir tiesības uz pienācīgu advokāta atbalstu un medicīnisko aprūpi. Vēlos vēlreiz jums pateikties par šīm debatēm un varu teikt, ka Mums iedrošina uzmanība, kuru Eiropas parlamenta deputāti pievērš šiem gadījumiem, un mēs arī turpmāk centīsimies sadarboties ar jums, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvis visā pasaulē. Lielas paldies! Lielas paldies, komisārs Kundze! Esmu saņēmis sešus rezolūciju priekšlikumus eh, šo debašu noslēgumā. Tās iesniegušas EKR, Zaļo, S&D, eh, Renew, GOE, NGL un EPP grupas. Noslēdzam debats par šo jautājumu. Balsošana notiks šodien vēlāk. Un tagad pārtraucam plenāru sēdi līdz 2012, kad sāksies balsošana. Atsākam plenārsēdi, lūdzu, ieņemiet vietas. No S&D grupas eh, priekšsēdētājs ir saņēmis sekojošu informāciju par izmaiņām delegācijā. Jozef Sole, kas uh, eh, tiek iecelt Svena Miksera uh, vietā Eironest uh, parlamentārajā asamblējā. Un uh, tas stājas spēkā tiklīdz tiek paziņots. Kolēģi, priekšsēdētāja konferences sanāksme nedaudz aizkavējās, jo mums bija jārunā par uzklausīšanām. Tās mums visiem ir ārkārtīgi svarīgas. Dzirdēju, ka um, Nu, šī sanāksme ir noslēgusies, un tāpēc es tagad izmantošu iespēju, lai pateiktu jums visiem, jo īpaši jaunievēlētajiem deputātiem, jo īpaši tiem, kas mm, bieži vien steidzas. Uh, runa ir par balsošanas kartītēm. Kur gan ir mana balsošanas kartīte? Es vēlētos uh, jums visiem darīt zinām, ka ja jūs izņemat kartītes pirms balsošana ir uh, beigusies, jūs līdz ar to atsaucat savu uh, balsi un tā neparādās plenārsēdes protokolā. Un tāpat arī tas ir varbūt svarīgi citām procedūrām. Tāpēc uh, lūdzu, pat ja jūs uh, steidzaties un pametat zāli, Lūdzu, atstājiet balsošanas kārtas um, balsošanas mašīnās līdz brīdim, kad balsošana ir beigusies. Jetzt kommen weitere. Dann können wir mit den Abstimmungen beginnen. Tā. Varam sākt ar uh, pirmo balsošanu. Vispirms tiek balsots par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēra atcelšanu no amata. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Tātad EKR <clears throat> e priekšlikums un tagad piecu uh, frakciju uh, kopīgais priekšlikums. Vispirms otrais, tas ir personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums eh, - personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 1D. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. Un tagad Uh, viss šis priekšlikums kopumā par pret atturās pieņemts. Un tagad <clears throat> balsojums par Mņānu, jo īpaši Rohinģu stāvokli sešu uh, frakciju kopīgs uh, priekšlikums. Pirmais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Un tagad viss priekšlikums kopumā par pret atturās. Šķiet pieņemts, bet daudz atturējās, tāpēc lūdzu pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, tagad vairs neviens neaturējās. Nē, tomēr ir daži atturējušies. Uh, Un tagad Irāno īpaši sieviešu tiesību aizstāv un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis. Piecu uh, politisko grupu priekšlikums otrais grozījums, uh, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais par, pret, atturās. Noraidīts. Un tagad viss uh, rezolūcijas priekšlikums kopumā par to balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un, un tagad augu un pēc būtības bioloģisku procesu patents spēja sešu politisko grupu priekšlikums, kas par uh, to pret atturās pieņemts. Tad Eiropas atceres nozīmē Eiropas nākotni, kopīgs priekšlikums, kur iesniegušas piecas politiskās grupas. Vispirms trešais uh, punkts, sākotnēs teksts, personāla balsojums, sakam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts. Te ir mutisks grozījums. Vai jūs vēlētos iepazīstināt ar to lūdzu? herr präsident meine damen und herren! ein antrag zur europäischen erinnerungskultur. Äh, dāmas un kungi eiropas atceres äh, nozīmes eiropas nākotnē piedāvātais priekšlikums kurā tiek runāts par totalitārismu bet ne reizi netiek pieminēti ebreji ne arī romi ne arī seksuālās um, minoritātes. Cienījamais kolēģi, varbūt jūs varētu noformulēt savu uh, mutisko priekšlikumu, jo te nekas vairāk arī šobrīd nav paredzēts. Das ist jetzt nicht der Fehler von meinem Kollegen Herbst. Ich habe ihm das Mikrofon abgeschaltet. Sie sollten es bitte wieder. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu vēlreiz piedāvāju grozījumu par ceturto punktu un e, personālam balsojumam. Eiropas parlaments pauž cieņu miljoniem ebreju, e, kas cieta holokaustā un beigās e, ļāva radīt Izraels valsti visiem totalitāro režīmu upuriem un tā tālāk, kā pārējā teksta daļā. Lūdzu, kolēģi, jā, zaļie, sociālisti un vispārējie, nu tagad piecelieties un iebilstiet pret man grozījumu, lai mēs zinām, ar ko ir darīšana. Herr Kollege, ich habe Ihnen bereits am Anfang. Cienījamies kolēģi, es jau sākumā jums izslēdzu mikrofonu. Tas beigās bija, nebija nepieciešams, un katrā ziņā man bija vēlreiz jāatgādina par to, ka jāievēro plenārsēdē kārtība. seven, sieben? Herr Kollege Melchior 732 oder Frau Kollegin. Um, ähm, cienījumā kolēģi, lūdzu, jūs vēlaties izteikties par protokolu? Tas ir, jā, protokola jautājums. Um, tūkiem nav iespējas iztūkot um, balsojumu Tāpēc tiem, kas uh, saprot vācu valodu, ir iespēja saprast, par ko mēs balsojam, bet pārējiem mēs nespējam pienācīgi nobalsot, ja šis process netiek nedaudz uh, piebremzēts. Also, Frau Kollegin, las... Cienījamā kolēģi, visu pēc kārtas. Tātad vispirms mutiskais grozījums, kur piedāvāja kolēģis Fists, Tas ir personāla balsojums. Tas notiks, un pēc tam jautājums, vai kādam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu. Šķiet, ka nē. Tad lūdzu balsosim par šo piedāvāto mutisko grozījumu. Dāmas un kungi, mēs esam jaunievēlēts parlaments. Mums ir iespēja iesniegt mutiskus grozījumus. Protokolā ir paredzēts, ka, ja gadījumā tiek pieteikts šāds grozījums, priekšsēdētājs uzdod jautājumu, vai kādam ir iebildumi pret šādu mutisku grozījumu, un ja 40 kolēģi pieceļas kājās, tad mēs varam nebalsot par šādu mutisku grozījumu. Ja 40 kolēģi nepieceļas kājā, nepieceļas kājās, tad tiek izlemts šis jautājums balsojot bez turpmākas uzstāšanās. Herbsta kungs? Fista kungs, saka priekšsēdētājs. Fista kungs? Fista kungs, lūdzu, ieklausieties manī. Lūdzu, uzlieciet austiņas, lai dzirdētu manis teikt to. Gestatten Sie mir, dass ich in Vai jūs piekrītat, ka es uzdot otrais jautājumu, kuram ir iebildumi pret šo mutisko uh, priekšlikumu, tāpēc, ka kolēģi vēl nav pienācīgi iepazinušies ar procedūru jo Gogolā tas nav taisnīgi uzdot jautājumu divas reizes, bet tāpēc es piedāvāšu tagad balsot par šo mutisko grozījumu. Tātad es pieņēmu šo mutisko grozījumu un tas ir personāla balsojums. Lūdzu, vai vēl kādam, kas sakāms par protokolu, lūdzu? Uh, surprised, uh, because... Es esmu nedaudz pārsteigts, jo personāla balsojums parasti ir jāpieprasa vairākas dienas iepriekš. Kāpēc jūs pieprasāt personāla balsojumu, iesniedzot mutisko grozījumu? Kāpēc tas tiek pieļauts? Paldies! Also meine, äh, Herr Kollege Kovacev. Kovacev kungs pēdējo trīs gadu laikā diezgan intensīvi esmu nodarbojies ar protokolu jautājumiem, un es, es, tas nenozīmē, ka es to simtprocentīgi zinu no galvas, bet ir skaidrs, ka Četras dienas iepriekš nav iespējams iesniegt mutisku grozījumu. Tātad nav iespējams pieteikt šo uh, personālu balsojumu iepriekš, pirms m, tiek iesniegts šāds mutiskais grozījums. Tāpēc arī šāds spontāns lēmums. Un, uh, Tāpēc es uzdevu arī attiecīgo jautājumu. <clears throat> Tāpēc tagad šis jautājums ir izlēmts un darīsim tā, kā tas ir izlēmts. Tagad mutiskais balsu, personāla balsojums. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. <clears throat> Noraidīts. Gibt es noch Wortmeldungen? Vai ir vēl kas sakāms, ko neesam atrisinājuši ar so, šo balsošanu? Ja ne, tad sastais punkts sākotnējā eh, tekstā sākam balsot personāla balsojumus. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teikts 12. divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret atturās. Pieņemts. Otrā daļa um, personā balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 20. punkts grozījums numur 1. Te ir mutisks grozījums. Butikofer kungs to ir iesniedzis. Dankeschön, Herr Präsident. Zu dem Änderungsantrag. Paldies, priekšsēdētāji SD Grupa ir iesniegusi grozījumu, es gribu iesniegt mutisko grozījumu par to, un tagad nolasīšu to angļu versijā. Fügt... SD grupas grozījumam pievienošu sekojušas vārdus, tagad citēju, un efektīvi aizliegt neofašistu un neonacistu grupas un jebkura cita veida asociācijas un organizācijas, kas slavina nacismu un fašismu. Uh, Un es arī pieprasu šeit mutiski pievienot vārdus vai jau kādu citu totalitārismu formu. Paldies! Gibt es dagegen Einwände gegen den Mün Vai kādam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Šķiet, ka nē. Tad Ich sehe bisher 24 Kollegen, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, pareizi esmu saskaitījis 24 kolēģi. Tas nav nepieciešamais deputātu skaits, tāpēc lūdzu balsojam par um, pirmo grozījumu. Mutis, tātad mutiskais grozījums uh, personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Pieņemts. Un tagad viss rezolūcijas priekšlikums kopumā ar izdarītiem grozījumiem sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad Progress, kas panākts īstenojot Eiropas Savienības tiesību apst nosiecīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā, četras politiskās grupas iesniegušas priekšlikumu. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Cienījamie kolēģi un kolēģis, pirms mēs balsojam par visu šo rezolūcijas priekšlikumu kopumā, vēlos atbildēt Melchiors kundzei par teikto attiecībā uz um, mūsu tempu. Mēs cenšamies um, īstenot balsošanu pēc iespējas ātrāk un uh, Mēs pamanām, ka sākumā kolēģi sūdzās par to, ka balsošana notiek pārāk ātri, bet um, sasaukuma beigās drīzāk sūdzās par to, ka tas notiek pārāk lēni. Tāpēc uh, varu jums garantēt, ka šodien savu parasto tempu jau esmu nedaudz samazinājis. Un esmu pārliecināts, ka ar visiem kopējiem vice priekšsēdētājiem un ar mani uh, eh, pašu uh, līdz sasaukuma beigām noteikti jūs būsiet apraduši. Tātad tagad uh, gala balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad novēlu jums visiem labu apetīti, tiem, kas jau dodas mājup, jauku ceļu mājup un aicinu ļoti sirsnīgi visus kolēģus ātri pamest zāli, lai tie, kuri vēlas skaidrot savu balsojumu, varētu to darīt. Un tie, kurus interesē šis uh, balsojums skaidrojums, varētu arī netraucēt tajā ieklausīties. Paldies! Uh, okay. der deutschen Präsidentschaft vielleicht. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, saukšu dažus kolēģus vārdā, kas pārī kungu un Sajer kungu. Tā, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Henan kungu kurš ir iegrimis sarunā ar vēl trim kolēģiem, kas patiesībā vēlas pamest zāli. Intvelds kundze, Aukens kundze un arī Butikofer kungs. Herr Kollege Gāler, genau. Gāler kungs. Herr Kollege Liese, Herr Kollege Linz. Līzes kungs, Līnce kungs. Kovačeva kungs. So, wir haben insgesamt 20 Stimmerklärungen. Kopumā pieteikušies 20 deputāti, lai uh, Um, skaidrot savu balsojumu. Sāksim ar skaidrojumu attiecībā uz balsojumu par augumu pēc būtības bioloģisku procesu patentspēju. Šaudrovs kundze, lūdzu mirklīt pagaidiet. Könnten die Saaldiener hier auf der rechten bitte noch ein bisschen mehr nach? Lūdzu, tie, kas ir um, zāles labajā pusē, varbūt jūs varētu straujāk atstāt zāli. Šaidovs kundz, lūdzu. Godātie kolēģi, esmu gandarīta par to, ka Eiropas parlaments iebilda jautājumam par pat augu un bioloģisko procesu patentspēju. Es domāju, ka mēs padomēju un komisijai skaidru uh, vēstījumu nosūtījām, lai nebūtu kādi juridiski sarežģījumi. Patiešām te nevar uh, sagaidīt kādu mm, juridisko paļāvību attiecībā uz patentspēju augiem un bioloģiskajiem procesiem. Un tas ir visu interesēs. Patiešām nevajadzētu būt patentspējai mm, šiem uh, produktiem, kas nāk no bioloģiskajiem procesiem. Mēs vēršamies pie dalību valstīm tā, lai tās varētu sniegt savu atbalstu un kliedēt juridiskās neskaidrības, kas pastāv šobrīd. E Paldies, Šodravs kundze, vai EKR um, politiskās grupas pārstāvi varētu ātrāk pamest zāli, lūdzu. Lūdzu, cienījamie kolēģi. Jā, tas ir tīrums, Please, colleagues. Lūdzu, kolēģi! Tas būtu tikai pieklājīgi no jūsu puses, ja jūs nekavējoties atstātu zāli, ja nevēlaties apsēsties un ieklausīties tajos, kas uzstājas. So, thank you. Herr Kollege. Paldies, Paučaka kungs. Děkuji, pane předsedo, za udělení. Paldies, Priekšsādātāji, paldies par doto vārdu. Es vēlētos mm, tūlīt arī paskaidrot, kamdēļ vēlējos to atbalstīt, jo patentu piešķiršana mm, produktiem, kas nāk no bioloģiskiem procesiem, nu, tam ir jāparāda tas, ka šī patentspēja, ka to nevar um, neņemt vērā. Patiesībā runa ir par uh, autortiesībām un saistītajām tiesībām. To aizstāvēšana tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju arī, ka es varu saskatīt uh, vispārējās intereses, kādas saistās ar augu materiālu ieguvu. Tamdēļ šis rezolūcijas priekšlikums uh, To es atbalstīju. Tāpat ir jāpastiprina juridiskā noteiktība un jāvēršas pie EPO. Thank you, President. Um, Paldies, priekšsādātāja Sakaričī kundze. Patentspēja dzīviem organismiem īstenībā man nāca kā liels šoks manas naiv, manā naivuma dēļ, jo esmu pārsteigta, ka šīs sēklas uh, Mm, tagad eh, ienāk un ka to var saistīt ar tām zināšanām, ko, kas ir lielo uzņēmumu rīcībā, bet kā tad ir ar mazajiem um, spēlētājiem? Patentspēja mm, šiem procesiem un eh, šīs zināšanas, kas nonāk lielo spēlētāju uh, rokās un beigās nenonāk līdz mazajiem spēlētājiem. Un tas saistās arī ar vietējo iedzimto tiesībām. Tas saistās ar pārtikas nodrošinājumu un vides aizsardzību lielās korporācijas patiesībā pat zog zināšanas, mm, kādas ir vietējiem augu audzēšanā bez viņu piekrišanas Paldies, Ričī kundze, un tagad Oleks kungs. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Augalų įvairovė yra puikia. Paldies priekšsēdētājiem. Augu dažādība ir lielisks veids, kā attīstīt jaunas augu sugas. Bet eh, dažādība nebūs pietiekama, lai veidotu jaunas sugas un aizsargātu daudzveidību. veidību Mums nepieciešami jauni sasniegumi, jaunas inovācijas šajā jomā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi pārtikas ražošanā. Patentspēja var būt ļoti svarīga, bet patenta turētājs nevienmēr vēlēsies dot atļauju izmantot sēklas. Mums ir jānodrošina juridiskā noteiktība, īpaši tajos gadījumos, kad sēklas var izmantot tālākām selekcijām pat e, šie augu audzētāji, viņi nu, var būt patentu turētāji, bet es domāju, ka mēs neizdosim patentus ģenētiskajam materiālam. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hanan kungam. Paldies, priekšsatātāja kungs! Progress augu uh, Mm, audzēšanā, selekcionēšanā un tehnoloģijā ir ļoti būtiski šajā paudzē. Mēs kļūstam arvien veiksmīgāki, iegūstam arvien vairāk rāžas no mazākām teritorijām. Un tā rezultātā mēs ne tikai spējam pabarot pasauli, kas iepriekšējām paudzēm liktos neiedomājami, bet mēs arī esam uh, Um, um, arī palīdzējuši izvairīties no uh, prognozēm par milzu bādu. Bet mēs ļaujam arī dabai atgriezties, mēs arī atdzīvinām mežus un palīdzam tām sugām, kas bija apdraudētas palīdzot mūsu iedzīvotājiem ja ar apgādi. Un mums vajadzētu būt priekšējās līnijās šajās tehnoloģijās, bet ir politiķi, ir intereses un uh, Mm, tādējādi ir mm, mm, vēlme neizmantot ģenētiskās modifikācijas iespējas, bet nu es ceru, ka mēs eh, sekosim līdzi notikumiem un būsim progresa priekšgalā. Paldies! Esam šo jautājumu tagad izskatījuši, un tagad eh, būs balsojuma skaidrojumi par tām rezolūcijām, kas skar atceres svarīgumu, ņemot vērā Eiropas nākotni. Beltkundze pirmā. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsādātājiem. Šī mm, neobjektīvā rezolūcija negodina totalitārismu upuro atceri. E, jāatcerās, ka Pirmā pasaules kara mm, piemiņa tiek izmantot politisku mērķu labad. E, un Mm, kas gan būtu vēl uh, izdevīgāks šajā gadījumā, kad mēs redzam, ka tautas noraida eh, šo mm, vēlēšanas un mm, te runa ir par mieru Eiropai, šī patiesībā ir brīvi ne jau tāpēc, ka ir Brīselē um, ierēģi, bet pateicoties um, ģenerālim de Golam, un eh, te principā, kas ir rezolūcijā, tas nekad neatgriezīs. Uh, tokus krievus, kas mm, lēja asinis e, par labu mums un e, mm, te ir jādomā arī par diktatoru e, režīmiem. Mēs te īstenībā Eiropas Savienībā novirzāmies uz autoritāro ceļu. Lielas paldies! Paldies! Tagad Dzambātska kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Godātie kolēģi, es balsoju par šo rezolūciju, jo es uzskatu, ka mm, ticu vēsturiskai atcerēji. Bija nedemokrātiski režīmi, mums ir jāatcerās bolševiku apspiešana, un Eiropa bija bolševiku jūgā 50 gadu garumā. Mm, pieminēšu piemēru, kad bija centieni šķelt bulgāru nāciju, izveidot maķedoniešu nāciju Bulgārijas teritorijām. Jācīnās pret šādam idejām un sirpi un ārumu, kas pārstāv šādas idejas. Kolīgi Olikas. Paldies tagad Olikas kungs. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Aš balsu. Paldies, priekšsādātāji, es balsoju pār šo rezolūciju. Esmu viens no nedaudzajiem šajā telpā, kas eh, dzīvo izsūtījumā. Nu, mums ir pienākums nodrošināt labāku nākotni mūsu Eiropai. Nu, jau nekas jauns. Astoņus gadus atpakaļ mūsu vecvecākiem bija tādas pašas cerības, bet eh, tīrāni pilnībā to izjauca pārakstot slepenu protokolu, kas noveda pie otrā pasaules kara, deportācijām, holokausta. Mani vecvecāki un vecāki kopā ar tūkstošiem citu lietuviešu tika izsūtīti uz Sibīriju dzīvnieku vagonos. Es tur piedzimu desmit gadus pēc kara. Mēs cīnījāmies par savu brīvību kā mēs to varam redzēt šajā telpā, tad ir daļa deputātu, kas nemaz nezina tik daudz, kas notika aiz dzels priekškar. Ja mēs vēlamies, lai būtu taisnīgums attiecībā pret mūsu bērniem, mazbērniem, ja mēs vēlamies taisnīgāku Eiropu, tad mums vajadzētu novērst, lai tam līdzīgas lietas atkārtotos nākotnē. Frau kolēģin Foks. Paldies, nākamais ir Foksa kundze. Es balsoju pret šo rezolūciju ne jau tāpēc, ka man neinteresē tā atcere, bet eh, tāpēc, ka man ārkārtīgi svarīgi ir vēstures fakti un atcer, lai to neizmanto revizicionalistiskā politikā atbilstoši Eiropas projektiem. Šeit tieši ar nicinājumu notiek attiekšanās pret Eiropas vēsturi, tiek nolaupītas un aizmirstas godīgas cīņas pret fašismu un holokausts tiek aizmirsts ebreji tiek aizmirsti un par labo Eiropas federālismam un ekspansionismam. Ir arī apgaismība, māksla, filozofija, uh, brīva runa, pašnoteikšanās, nāciju valstis, suverenitāte, demokrātija. Šīs vērtības parlaments mēdz piemirst. Es ne. Tāpēc iebildu pret šo balsojumu, kas ir tikai politiskās propagandas balsojums. Paldies! Fox, Paldies! Tagad Palmeras kungs. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs! Es e, domāju, ka viens no vissvarīgākajiem jautājumiem šeit rezolūcijā, ko es atbalstīju, ir nodrošināt to, ka jaunieši un jaunās paaudzes zina un uh, ir lietas kursā par to, kas notika Eiropas pagātnes tumšākajās dienās, un balsojot par šo rezolūciju īpaši vēlētos novērtēt Nacionālā holokausta centra eh, mūzeju, kas ir mm, apvienotajā karalistē, lai parūpētos par to, lai jaunieši studenti izprastu notikušo, lai viņi saprastu savu lomu, ka viņi var cīnīties pret naidu, pret kaitējumu. Īpaši vēlos godināt holokausta mm, izdzīvojušos, kuri mm, arī vēlas turpināt šo mūs, misiju, lai jaunieši mūsdienās saprastu notikušā nozīmību un palīdzētu mums visiem parūpēties par to, ka tad, kad mēs sakam nekad vairs, ka mēs tiešām to tā arī domājam. Paldies! Paldies, Palmer kungs. Tagad Vinces eh, kundze. Ksa. Paldies, dāmas un kungi! Eiropai ir jāatcerās notikušais, lai šausmas, kas 20. gadsimtā neatkārtotos ne fašisms, ne komunisms. Eh, mm, valstis cīnījās ar eh, fašismu un pēc tam arī 50 gadu komunismu. Mana valsts tikai daļēji skāra šīs šausmas Rumānijā, bet manu eh, tēvu un arī vecvecāki to izjuta, kad mēs runājam par bāznīcām un īpašumu, kas tika atņemts. Nu, tas tā arī nav atgūts, kaut arī ir valsts likums, kas to pieprasa. Uh, ir absolūti nepieciešama, lai mēs atgādinātu valstu iestādēm par likumu un tā īstenošanu. Centrāla Eiropā ir 50 gadu mm, aizkavēšanās kohēzijas fondi palīdz atgūt nokavēto, bet doma par to, ka nekad tam nevajadzētu atkārtoties, ir tā, kas būtu īpaši jālolo un jānodod nākamajām uh, paudzēm. Paldies, Huka kungs, paldies, vicepriekšstādātāja kungs, es ar prieku atbalstīju šo rezolūciju, lai atcerētos totalitārismu upurs mums daudziem. Tas saistās ar personisku stāstu manas mā, sievas vectēvs bija Aušvicas upuris, un viņš izdzīvoja, un mana sieva un meita varēja nemaz nebūt, un arī mani vecvecāki ir e, iesaistīti uh, un izjūtu uz savas eh, ādas, kad mm, bumbas krita no debesīm. Mums ir jāparūpējas mm, par to, lai nākotne būtu labāka, bet eh, man tomēr bija viena iebilde par to, ka rezolūcijā ir runa tikai par to, kā eiropieši eh, vērsās viens pret otru Eh, Eiropas kontinentā, bet eh, mūsu vēsturē Eiropieši bija mm, arī vardarbīgi arī pret eh, citiem kontinentiem - Āzijā, Afrikā, Amerikā. Mums ir jāatcerās visi šausminošie noteiku, notikumi, un Eiropa ir daļa no visas pasaules. Paldies, Huka kungs, tagad Terša kungs, viņa nav klāt, tad Hanana kungs. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Eight... Paldies, vicepriekšsādātāji kungs. Pirms 80 gadiem pusmiljonu eh, sarkanās armijas eh, kaujinieku un mm, tūkstošiem tanku izlauzās, eh, izlauz savu ceļu Polijā, veicot pārsteigumu uzbrukumu. Un mm, dezinformācija mm, vēstīja, ka viņi tikai palīdzēja cīnīties pret nacistiem, bet kad nacisti un padomju armijas tikās Poslitovskā, tad bija kopīga parāde. Un padomju puse aicināja žurnālistus pievienoties viņiem Maskavā pēc e, šīs uzvaras, un te ir tāda selektīva amnēzija, ka daļa no e, moderniem kreisajiem aizmirst šīs lietas, Tas ir raksturīgs cilvēku dabai. Mēs turpinām teikt, ka sarkanā armija mūs esot atgādina, atbrīvojusi un ka rietumi bija tikai tāds mm, eh, vieta, kur notika atbrīvošana, bet kā mēs varam aizmirst šo konfliktu, eh, kur ir īstie upuri? Es folgt Frau Kollegin Stanoks. Stanoks kundze lūdzu tagad. Thank you, Chair. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret šo rezolūciju kopumā. Kaut arī es atbalstīju noteiktus punktus, tajā esmu pret visu pieeju, kurā ir vienlīdzības zīme starp nacistu un komunistu režīmu. Ne, ļaunums ir tikai viens, un absolūtais ļaunums ir nacistu ideoloģija. Esmu pret to, ka tiek primat, primitizēta uh, Uh, pieeja attiecībā uz Pirmā pasaules kara vēsturi, ko redzam šajā rezolūcijā. Kur tad ir Mīņhene, kas tika aizmirsta, kur ir divpusējie līgumi, kas uh, noslēgti krietni vēl pirms tam, pirms 23. augusta 1939. gada. Manā ģimene uh, arī cieta no deportācijām un nacistu režīma, bet uzsvēršu, ka ļaunais, ļaunums ir tikai viens, tā ir nacistu ideoloģija. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin Stanoka. Als letzte spricht Frau Kollegin Ward. Paldies. Vārda kundze. Paldies priekšsādātāji. Esmu kultūras un izglītības komitejas locekli pēdējos piecos gados un tagad arī komitejas vicepriekšsādātāji. Un tad es vienmēr cenšos palielināt informētību un atceri par mūsu grūto vēsturi. Vai būtu runa izmantojot Erasmus plus solidaritātes korpusu vai arī citiem projektiem. Esmu šeit tāpēc, ka mātes m, brālēns, Kalīns Šaplins, Eh, guļ eh, kapsētā Francijā un cīnījās pret fašismu. Eiropas Savienība ir eh, pirmkārt un galvenokārt miera projekts mm, ar, do, ar domu, ka Eiropa nevar atgriezt, atļauties vēl vienu pasaules kāru. Un tur bija gan finanšu, gan cilvēku zaudējumi. Mēs piedzīvojām milzu postu Eiropā. Un tagad mēģinam panākt eh, labklājību, sadarbojoties starp Eiropas valstīm, un šis pavērsiena punkts Eiropas vēsturē būtu jāizklāst un jāizprot visās Eiropas Savienības valstīs. Tāpēc es atbalstu šos projektus, lai mēs eh, būtu toleranti, savstarpēji saprotoši, būtu kultūras dialogs un samierināšana. Paldies! Esam eh, beiguši balsu paskaidrojumu uzklausīšanu par šo rezolūciju. Un tagad sekos balsojuma skaidrojumi par uh, AML uh, likumdošanas īstenošanu. Pirmā uzstāsies Šoidros kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es atbalstīju uh, šo rezolūciju. Tas ir jautājums, kas no diena ir ļoti būtisks. Mēs visi atceramies Panamas dokumentu skandālu, to, cik būtiski ir cīnīties pret nelegālu līdzekļu legalizāciju. Vairākas dalība valsts vēl joprojām šo direktīvu pilnībā nav īstenojušas. Un jāsaka, ka diemžēl arī Čehijas republika nav to skaitā. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai pilnībā visas ES dalību valstis šo likumdošanu uh, transponētu, un diemžēl ir tā, ka AML, ka naudas atmazgāšana nepazīst robežu, tādēļ ir jābūt daudz labākai koordinācijai un sadarbībai Eiropas līmenī. Paldies, un tagad Obrī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šī e, rezolūcija ir ļoti būtiska, jo ir patiešām vairākas dalību valsts, kas piedalās e, aizdomīgās finanšu operācijās, un ārkārtīgi daudz līdzekļu tādējādi iet secen valstu budžetiem, var e, finansēt terorismu un citas noziedzīgas darbības. Tādēļ ir ļoti aktīvi jācīnās pret līdzekļu atmazgāšanu, un tas ir jādara nepiekāpīgi un stingri. Mēs runājam par 200 miljonu eiro un pat lielāku summu legalizāciju. Mums ir eh, jāparūpē, jā, jāparūpējas, lai Banku Savienība būtu m, mm, eh, patiešām spēcīga, nevis pasīva, kāda tā ir bijis līdz šim. Mums ir jāspēr pirmie soļi, lai varētu aktīvi cīnīties pret naudas atmazgāšanu Eiropas līmenī. Protams, ir jābūt vēl ambiciozākiem. Mēs varam rīkoties efektīvi eh, pat eh, nesastādot eh, visu eh, šo um, nodokļu paradīžu sārakstu, un īsnībā daudz no nodokļu paradīzēm pat atrodas ES teritorijā. Paldies! Morela kungu es zālē neredzu, Polčaka kungu arī nē. Un tad došu vārdu Cambatska kungam. Mikro. Godātie kolēģi, es balsojumā atturējos. Protams, ka es atbalstu vēršanos uh, pret līdzekļu atmazgāšanu, bet mums ir jārunā arī par dalību valstu kompetencijām. Mēs te varam runāt par kaut kādām aģentūrām, kas pret to cīnītos un uh, Mums ir jābūt uh, konsekventiem, ir jāīsteno pilnībā uh, pieņemtā uh, likumdošana un tagad uh, gan vairāk notiek vēršanās tieši pret uh, Poliju un Ungāriju, nevis lai cīnītos pret patiesajām problēmām Eiropas Savienībā. Paldies! Mēs esam izskatījuši arī balsojumu skaidrojumus par šo rezolūciju, esam izsmēluši darba kārtību uz šo. Uh, brīdi un sēdi atsāksim pulkstens 15. Paldies! Pani predsedajúci. So, good afternoon, uh, colleagues. Sveicināti, kolēģi. Atsākam sēdi. The minutes of yesterday's Vakardienas sēžu protokols un pieņemtie likumdošanas teksti ir visiem pieejami. Nav nevienam nekāda iebilduma. Nē, tad esam protokolu pieņēmuši. Man ir arī paziņojums, ka SD grupa ir paziņojusi priekšsēdētājam par um, sastāviem dažādās delegācijās. Marijāna Vinda aizstās Čābu Molnāru delegācijā, uh, kas uh, sadarbojas ar ASEAN valstīm. Čaba Molnārs uh, aizstās Marijanu Vindu Korejas pussalas delegācijā. Un uh, šie lēmumi stājas spēkā uh, to paziņošanas brīdī, tātad šodien. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums apdraudējums brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusam Eiropas Savienībā. Gribētu sākumā dot vārdu komisārei Marianai Taisenai, lūdzu. Thank you, Madam President. Honorable member. Paldies, priekšsēdētājas kundze godātie deputāti, jāsaka, ka ugunsdzēsības uh, dienesti ir noraizējušies visā Eiropā, it sevišķi Francijā, ņemot vērā ES tiesas uh, pagājušā gada spriedumu macak lietā. Es ļoti labi izprotu šīs raizes un ceru, ka varēšu tās kaut nedaudz izkliedēt. Protams, ka mēs nevaram uh, runāt tiesas vārdā vai padarīt šo spriedumu par neesošu, bet ja mēs ņemam vērā ātrās palīdzības un arī ugunsdzēsēju pakalpojumus, šī situācija, protams, ir jāregulē. Un uh, ugunsdzēsēji ir uh, bieži vien piedalās uh, civilās aizsardzības operācijās visā ES. Un uh, nereti ir tā, ka ir tāds, uh, tāda kombinācija starp profesionāliem. Um, ugunsdzēsējiem un brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Un, uh, eh, 80% no franču ugunsdzēsiem patiesībā ir brīvprātīgie. Bet Vācijā un Austrijā šie skaitļi ir pat vēl augstāki, savukārt Grieķijā un Bulgārijā uh, ugunsdzēsēji gandrīz uh, visi bez izņēmuma ir profesionāļi. Uh, un dalību valstīm nav saistību nu, nodrošināt kaut kādu noteiktu kvotu, piemēram, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem šajos dienestos. Un ir dalību valstis, kas mēģina vispār šādu uh, brīvprātīgās uh, ugunsdzēsības fenomenu likvidēt. Un uh, spriedumā galvenais strīdus ābols uh, bija atpūtas laiki, it sevišķi uh, tiem uh, ugunsdzēsējiem, kas ir brīvprātīgi uh, šajā darbā stājušies. Un Eh, protams, eh, ir arī noteikumi, ka eh, viņiem ir jāierodas ugunsdzēsēji depo astoņu minūšu laikā. Spriedumā tika teikts, ka arī dežūra laiki ir jāieskaita kā darba laiks. Ja mēs runājam par Macaka lietu, Spriedumā nekas jauns netika pateikts attiecībā uz darba laikiem. Saskaņā ar ES likumdošanu, protams, ir jāņem vērā arī uh, darba apstākļi, vai uh, cilvēki arī saņem atalgojumu par šo veikto darbu, vai nē. Macaka kunga gadījumā tiesa sprieda, ka visi eh, apstākļi tika ievēroti un ņemot vērā spriedumu, tiesa nonāca pie secinājuma, ka ir neiespējami garantēt brīvprātīgo eh, ugunsdzēsēju pakalpojumus. Un jādomā par jaunu uh, brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusu saskaņā ar darba laiku direktīvu. Protams, katra lieta, katrs individuāls gadījums ir jāizskata atsevišķi. Ja darba laiku direktīva ir jāpiemēro, tad ir arī jāievēro visas normas attiecībā uz atpūtu. Uh, bet, piemēram, brīvprātīgo ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības jomās ir iespējamas vairākas atkāpes, ir iespēja arī Protams, ir iespējams, ka šiem cilvēkiem nāks strādāt nedēļas nogalēs, kad citi atpūšas. Dalība valstis var šo optautu izmantot attiecībā uz maksimālo darba laiku 48 stundu garumā. Un ir jāņem vērā arī dabas un tehnoloģiskas katastrofas, kas, protams, ir uh, force majeure, un tad uh, ir jāievēro arī izņēmuma uh, um, normatīvi. Katrs gadījums ir jāizskata individuāli, lai uh, netiktu šis princips izmantots Eiropas likumdošanas aplīkumošanai. Ir, protams, jāgarantē, ka brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem uh, pienākas viņu tiesības, bet ne jebkurš brīvprātīgais ugunsdzēsējs ir uzskatāms par pilna laika darbinieku. Uh, ugunsdzēsības dienestā. Katrā ziņā ir jāprūpējas par šo cilvēku veselības aizsardzību neatkarīgi no, viņa, no viņu uh, notarbinātības statusa. Paldies! Tagad būs uh, diskusijas, uzstāsies uh, deputāti un pirmā Sanders kundze. Prezidents, madame la komisāra. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Mēžu ugunsgrāki, plūdi. Uh, dažādi negadījumi, cilvēku glābšana. Pakalpojumi, kurus sniedz brīvprātīgi ugunsdzēsēji, um, to saraksts ir ļoti garš un katru gadu tas tikai pagarinās. Šās vasaras notikumi mums atgādināja, ka viņu iesaistīšanās ir absolūti nepieciešama mūsu ikdienā, gan lai nodrošinātu pilsoņu aizsardzību, uzņēmumu aizsardzību, bet arī lai aizsargātu lauku reģionus. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji nodrošina arī um, cilvēcisko saikni. Viņu iesaistīšanās altruisms ir absolūti nepieciešama um, solidārākai Eiropai. Eiropas Savienībā 3,5 miljonu uh, ugunsdzēsēju vidū ļoti daudz ir brīvprātīgie. Francijā tie ir 80% no kopējā ugunsdzēsēju skaita. Un viņi kopumā paveic 2,3 uh, div, divas trešdaļas eh, šo eh, glābšanas pakāpojumu. Mums šķiet, ka šobrīd šis eh, modelis, šī sistēma tiek apdraudēta, un 2018. gada februāra Eiropas Savienības tiesas spriedums to apdraud. rezervas, eh, jeb dežūras laiks eh, tiek atzīts eh, kā darba laiks, un ja šis spriedums kļūst par pastāvīgu judikatūru, tas, protams, vēl ir jāprecizē. Mēs baidāmies, ka šis precedents varētu apdraudēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību kā tādu. Šī direktīva nosaka darba laiku, atpūtas laiku, un tā nav savietojama ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju un glābēju darbu. Tā tad pastāv reāls risks, ka brīvprātības princips tiek sajaukts. Tas tiek uzskatīts mm, par parasto algoto darbu, un tas apdraudētu mūsu eh, glābšanas sistēmu, neļautu pilsoņiem iesaistīties brīvprātīgos pasākumos. Uh, un šādas situācijas sekas būtu dramatiskas tieši tiesiskās neskaidrības dēļ. Eiropa, prot, Eiropai, protams, ir jāveicina brīvprātīgais darbs un jānodrošina pilsoņu drošība. Un te nu mēs esam nonākuši situācijā, kur ir gluži pretēji. Tāpēc mēs kopā ar kolēģiem mobilizējam savus spēkus, arī kopā ar kolēģiem EPP grupā, un mēs pieprasām, lai šīs minētās direktīvas aptvērums tiktu precizēts. Mēs pieprasām Eiropas komisiju īstenot konkrētus uh, pasākumus, ieviešot sistēmu, kas ļautu nodrošināt tiesisko skaidrību attiecībās brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Paldies! Paldies, un tagad Sociāldemokrātu grupas vārdā Bargaleza kungs. Uz astoņām minūtēm. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane in spoštovani. Paldies, priekšsādātājs kundze, cienītās dāmas un kungi. Lai gan eh, šīs ir pēdējās debates šīs plenāra sesijas laikā, tās ir vienas no būtiskākajām. It sevišķi mums, sociālistiem un sociāldemokrātiem. Mēs runājam par uh, solidaritāti, un solidaritāte ir uh, Eiropas Savienības pamatvērtība saskaņā ar uh, LESD līguma otro pantu. Mēs runājam par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Šie, uh, Tātad brīvprātības princips un arī solidaritāte ir Eiropas dzīves modeli raksturojoši lielumi. Brīvprātīgais darbs, brīvprātīgā ugunsdzēsības dienesti ir uh, Eiropas Savienībā sastopama jau sen, un, uh, piemēram, Slovenijā brīvprātīgie ugunsdzēsēji svin savu dienesta 150. pastāvēšanas gadskārtu. Mums ir arī ārkārtīgi liels skaits um, brīvprātīgo ugunsdzēsēju - 150 tūkstoši. Un uh, dažās valstīs brīvprātīgo ugunsdzēsēju skaits uh, sasniedz uh, pat 90% vai pat 100%. Ja mēs runājam par brīvprātīgiem un profesionāliem ugunsdzēsējiem, uh, Eh, ir noteikts, eh, ka lielu dabas katastrofu, plūdu, meža ugunsgrēku un arī nopietnu satiksmes eh, negadījumu laikā šie ugunsdzēsēji sniedz palīdzību. Un ugunsdzēsēji ir arī uh, tā profesija, kurai uh, tās profesijas pārstāvju, kuriem cilvēki uzticas ļoti lielā mērā. Un uh, viņi bieži vien arī nodrošina drošību tādos uh, lielos sabiedriskos pasākumos. Protams, sistēmas dalību valstīs ir atšķirīgas, bet katrā gadījumā no nu, tā ir arī tāda cēla profesija, cilvēki, kas veids uh, cēlus uzdevumus, un daudzi nodarbojas ar šo um, amatu, šos pienākumus veica savā brīvajā laikā, bez jebkādas atlīdzības, uh, brīvprātīgi. Un tā kā daudzi no šiem cilvēkiem nesaņem algu, viņi jau vairāk ir pelnījuši mūsu cieņu. Jāsaka, ka ugunsdzēsība ir dalība valstu kompetencē, un jāsaka, ka mēs pieņemot lēmumus un likumus, varbūt eh, pat eh, nereti to nevēloties, ietekmējam šo cilvēku dzīvi. Darba laiku direktīva, kas tika pieņemta 2003. gadā, eh, tika sagatavota, lai pasargātu darba ņēmējus Eiropas Savienībā, nosakot minimālus eh, sociālos un veselības aizsardzības standartus. direktīvas īstenošana it sevišķi pēc uh, Macaka lietas sprieduma pērn attiecas uz uh, brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Šiem cilvēkiem noteikti arī ir. Uh, jābūt iespējai atpūti, atpūsties. Uh, pēc 48 stundām bieži vien ir iespējams strādāt vēl ilgāk. Uh, šī robeža tiek vienkārši pārkāpta un e, tomēr vienmēr ir jāgarantē vismaz 11 stundu atpūta. Šie cilvēki veic ļoti smagu darbu, tādēļ ir jāparūpējas, lai viņiem būtu arī pietiekami garš atpūtas laiks. Kā sociāldemokrāts esmu pārliecināts, ka darba ņēmēju definīcija un eh, tagad eh, pastāvošā sociālās aizsardzības sistēma eh, varbūt nav ideāla. Mēs varam vēl daudz ko uzlabot, ir jāuzlabo normas, lai varētu saskaņot visus svarīgos aspektus. Diemžēl katastrofām, katastrofas ir neparedzamas un tās nepakļaujas darba laikiem un uh, dažādiem likumiem. Es domāju, ka būs vēl vairāk katastrofu, ņemot vērā klimata uh, sasilšanu. Tādēļ mums ir jārūpējas arī vairāk par um, labu darba apstākļu nodrošināšanu uh, ugunsdzēsējiem, tajā skaitā arī brīvprātīgajiem. Katrā ziņā arī ir jāveicina ugunsdzēsēju nodarbinātība un jārūpējas par pietiekami labu profesionālo aprīkojumu. Ir arī projekts RESC-EU un uh, katastrofu mazinā, seku mazināšanas uh, centrs. Tie ir ļoti labi instrumenti, lai varētu saulaicīgi reaģēt uz liela mēroga katastrofām un apmainīties ar paraugu praksi. Uh, Mēs esam arī izveidojuši tādu kā rezervi ES līmenī, kas var papildināt dalību valstīs ievietās, ieviestās sistēmas un arī ļauj koordinēt resursu izmantojumu. Katrā ziņā ir jāievaro subsidiaritātes princips un jāizvarās no centralizācijas. Mēs nedrīkstam pieļaut pārliecīgu regulējumu, ir jāciena tradīcijas un nevar eh, mainīt tās sistēmas, kas darbojas jau pietiekami labi un kurām cilvēki jau sen ir dāvājuši savu uzticību. Esmu visai uh, optimistiski noskaņots, ka Lenārčiča kungs, kas uh, ir komisāra kandidāts krīžu pārvaldībā, ir uh, cilvēks, kas ļoti labi pārzina šo slovēņu sistēmu, un viņš noteikti varēs uh, daudz ko šajā jomā uzlabot ar dalību valstu palīdzību. Es gribēju arī pateikt, ka brīvprātīgums nav uh, kaut kāds darba veids, darba forma. Ņemot vērā 2003. gada darba laiku direktīvu un tiesas spriedumu, mēs nevaram uh, grozīt uh, darba ņēmēju definīciju Mēs nedrīkstam arī pagarināt uh, maksimālo darba laika garumu. Mums vajadzētu varbūt pieprasīt, lai šie cilvēki varētu maksimāli strādāt 35 stundas no vietas. Uh, Mums vajadzētu padomāt par atsevišķu direktīvu, kas kalpotu tieši uh, šai, um, kas bū, nāktu par labu cilvēkiem, kas brīvprātīgi veic šādus cēlus pienākumus. Mums ir jāgarantē viņiem pietiekami augsti drošības un veselības standarti darba vietā, vai vienalga, vai viņi būtu brīvprātīgie vai nē. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji izdara milzīgu pakalpojumu sabiedrībai un Mēs savukārt esam viņiem zināmā mērā parādā. Mums vajadzētu viņiem kaut ko sniegt pretī par šo cēlo darbu. Paldies! Trīs minūtes Ulrike Millere riņu vārdā. Paldies, priekšsēdātājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Jāsaka, ka es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Uh, Mums patiešām vajadzētu pārskatīt iespēju par jaunas atsevišķas direktīvas pieņemšanu, ja vēlamies vēl paaugstināt drošības standārtus uh, šiem cilvēkiem. 1,1 miljons uh, uh, ugunsdzēsēju strādā Vācijā, un 95% no tiem ir brīvprātīgie uh, ugunsdzēsēji. Es nāku no lauku reģiona Vācijā un uh, Tuvākais uh, ugunsdzēsības depo atrodas 150 km attālumā Augsburgā, un visā Vācijā ir 1,8 miljoni uh, brīvprātīgo, kas ir gatavi uh, mobilizēties katastrofu gadījumā. Manā federālajā pavalstī Bavārijā ir ļoti daudz brīvprātīgo, 450 tūkstoši dara šo darbu brīvprātīgi. Es domāju, šie skaitļi ļoti labi demonstrē, ka brīvprātīguma princips ir um, ātrās palīdzības un ugunsdzēsības mugurkauls Vācijā. It sevišķi lauku reģionos brīvprātīgiem ugunsdzēsiem ir milzīga loma. Un mums noteikti ir uh, jāpasargā uh, šis brīvprātīguma princips. Uh, cilvēkiem ir jābūt iespēja šo darbu veikt ar prieku, nevis izjust sarūktinājumu. Protams, ir jākonstatē, nākas konstatēt, ka darba Laiku mēs nevaram aprēķināt balstoties uz tiem pašiem principiem, kas attiec uz profesionāliem ugunsdzēsējiem. Tas šai sistēmai radītu lielas briesmas. Mēs Vācijā ilgi esam domājuši, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji uh, netiek iekļauti šajā aptvērumā, bet eh, jaunais tiesas spriedums eh, mums rada lielas bažas, ka, piemēram, brīvprātīgai eh, ugunsdzēsēji netiek definēti kā uh, profesionāli noteiktā nozarē. Mums ir jāpiedāvā šiem cilvēkiem konkrēta aizsardzība un arī juridiskās drošības līmenis. Mums ir jāparūpējas par labu līdzsvaru un jāpiedāvā risinājumi. Brīvprātīguma princips Vācijā ir atmaksājies un patiešām tam ir arī ļoti nozīmīga sabiedriskā loma ir jāparūpējas, lai arī politiķi nāktu soli pretī šiem cilvēkiem, lai viņi varētu turpināt veikt savu darbu brīvprātīgi. Paldies! Nākamais runātājs ID grupas vārdā uz trim minūtēm Gvido Rails. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dargie klātesošie! 14 deputāti, kas tagad ir zālē, laipni lūgti. Es arī laipni uh, sveicu šeit visus brīvprātīgos ugunsdzēsējus, kas mūsos klausās. Par ko tad mēs šodien runājam? Mēs runājam par brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusu Eiropā. Mēs runājam par Eiropas drošību. Es esmu nu, pat tikai ievēlēts parlamentā, un es cerēju, ka šeit mēs runāsim par kaut ko tādu, uh, kas cilvēkiem Eiropā palīdz, bet nu, te tiek darīts eh, tieši pretējais. Eh, es nezināju, ka tas būs tādos apmēros. Nu, tik būtisks jautājums un neilgi pēc trim, te ir tikai 14 deputāti zālē. Vai tad uh, brīvprātīgie ugunsdzēsēji nav pelnījuši vairāk uzmanības un atbalsta? Par ko tad mēs runājam? 1,1 miljonus cilvēku Vācijā strādā šajā lauciņā. 95%, 95% brīvprātīgi un šie cilvēki ir nepieciešami. Viņi veic eh, ļoti cēlu būtisku darbu, viņi glābi dzīvības. Mēs runājam par sabiedrisko vērtību, un šī iesaiste arī dažādos sabiedriskos pasākumos, ir sevišķi lauku reģionos, nebūtu novērtējama par zemu. Un tagad mēs darām tieši pretējo. Ja mēs runājam par brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, par darba laiku aprēķiniem, nu, kur mēs vēlamies nonākt? Un, piemēram, ja uh, lauku svētkos uh, kāds tur uh, spēlē noteiktu lomu uh, vai ir arī brīvprātīgais trēlnieki, tad to viņiem arī šo piedalīšanos svētkos pierēķina kā darba laiku vai uh, tas ir atpūtas laiks. Nu, mēs te kaut kādas muļķības pilnīgas uh, apzelējam. Kuru tas interesē? Kurš mūsos ieklausās? pirkstus, rokas nost no brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, nekavējoties. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Nākamais runātājs EKR grupas vārdā. Uz divām minūtēm Brudžīnska kungs. Dziękuję, pani przewodnicząca. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Polijā mēs bieži sakām, ka, ka tad, kad pilsētās notiek pārmaiņas, visvairāk to izjūt tieši ugunsdzēsēji. Šobrīd ugunsdzēsēji pakāpojami ir uh, kas tāds, kas uh, Eiropā ir bijis jau sen, un šīs debats uh, jau atkal um, parāda to, ka mēs kārtēju reizi cenšamies izliet ūdeni ar visu vannā esošo mm, bērnu. Bija laiki, kad jeb ugunsdzēsēji ziedo savu laiku, lai mm, palīdzētu citiem polijā ir vairāk nekā 16 tūkstoši brīvprātīgu ugunsdzēsēju un vairāk nekā 4300 eh, dažādas ugunsdzēsēju vienības. Viņi sniedz atbalstu profesionāliem ugunsdzēsējiem. 225 mm, tūkstoši ugunsdzēsēji, kas var piedalīties glābšanas pasākumos. 82 tūkstoši ir jaunu cilvēku. Jo, kā mēs dzirdējām šodien, brīvprātīgie ugunsdzēsēji bieži vien uh, darbojas lauku reģionos, un viņi uh, rada arī saikni ar vietējiem cilvēkiem. Savulaik kā ministrs eh, Polijas valdības sastāvā biju atbildīgs par ugunsdzēsēju darbu. Un var teikt, ka ugunsdzēsēju darbs pēdējā laikā ir ticis reformēts. Mūsu valdība ir ieviesusi eh, likumdošanu, lai atbalstītu brīvprātīgos ugunsdzēsējus. Tāpēc es uh, Vēlu visu to labāko brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Paldies, paldies, un tagad eh, goja e grupas vārdā vārds uz trim minūtēm, trīs ar pus minūtēm Peliķie kundzei. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien šajā zālē es priecājos par to, ka mēs cenšamies eh, parādīt tos, kuru darbs patiesībā ir neredzams. Ugunsdzēsēja darbs nav labi redzams. Uh, Es runāju par cilvēkiem, kurus mēs noteikti katrs um, jau esam satikuši, redzējuši ugunsgrēku liesmās, un viņi ar saviem spēkiem un savu iesaistīšanos um, palīdz. Par ko es runāju? Es runāju par um, vīriešiem, sievietēm, kas palīdz nelaimē nonākušajiem pilsētās, uh, ciematos, jebkuros laikapstākļos, sniegā, lietū kas ikdienas palīdz visiem pilsoņiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Varbūt viņi būs tie, kas izglābs arī jūsu dzīvību. Tie ir ugunsdzēsēji. Vakar, ja jūs tāpat kā es braucāt ar sabiedrisko transportu, noteikti iepazināties ar šo laikrakstu virsrakstu. Šodien viņi ir nonākuši briesmās un Es vēlos, lai mēs šeit, šajā zālē, noliektu galvas viņu priekšā, jo viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Francijā tieši tāpat kā daudzās citās dalībvalstīs lielāko daļu glābšanas pasākumu īsteno tieši brīvprātīgie. Jā, viņi saņem kompensāciju par to. Tas ir mazākais, ko mēs varam darīt, bet kad mēs tik tiešām viņiem um, izteiksim to, pateicību, kuru viņi ir pelnījuši. Kad mēs mm, ļausim viņiem no šī darba veikt iemaksas pensiju um, sistēmā, mēs nevaram pieļaut, ka um, šie cilvēki tiek izmantoti, jo gal galā viņu atbildība ir atkarīga no mums, nu, viņu drošība ir atkarīga no mums. Vakar es runāju ar kādu ugunsdzēsēju, kurš man uh, pastāstīja sekojošo. Kāds jauns um, brīvprātīgais ugunsdzēsējs, 21 gadu vecs, kurš bija saņēmis apdegums, tāpēc, ka um, centās izglābt savus kolēģus, šobrīd viņam ir jāmaksā 9 tūkstoši eiro, jo tika secināts, ka viņš šos apdegumus ir ieguvis ārpus sava darba laika. Uh, Ja tas būtu, ja, jū, ja viņš būtu izglābis jūs, jūs, kas tagad ērti sēžat savos krēslos, nu iedomājieties um, sevi viņa vietā. Jūs būtu cietuši gan fiziski, gan arī finansiāli, tikai tāpēc, ka jūs esat izdarījuši savu pienākumu. Tātad runa ir par brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, kur statusu apdraud Eiropas Savienības tiesas spriedums saskaņā ar direktīvu par darba laika ierobežojumiem. Mēs saprotam, ka tas ievērojami izmaina uh, visu brīvprātīgu ugunsdzēsēju darbu, un daudzi pieprasa jau tagad um, izdarīt izņēmumu šajā direktīvā. Uh, Tāpēc es vēlos jums teikt, ka jūs nesaprotat, par ko ir runa. Brīvprātīgais status nav risinājums. Mums ir jādomā par pakāpojumiem, par mm, vispārējiem pakāpojumiem. Mums ir jāaizsargā viņi. Paldies! Merci beaucoup. Now the next speaker. Paldies, nākamais runātājs. Tri, uz trīs minūtēm Brunē kundze. Paldies priekšstādātājiem, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties komisijai par šo komunikē, kuru es no savas puses ļoti gaidīju par šo jūtīgo jautājumu, kas uh, skar palīdzības pakāpojumu sniedzējus. Šodien uzstājos pirmo reizi, jo esmu jaunievēlēta deputāte. Uh, Tāpēc vēlos uz, uzsvērt div, trīs punktus. Pirmais, vispirms vēlos atgādināt, ka ir apmēram 3,5 miljonu brīvprātīgu ugunsdzēsē Eiropas Savienībā, un es pateicos viņiem tieši tāpat, kā to darīja mani kolēģi. Diemžēl klimata pārmaiņas noved pie arvien biežākām dabas katastrofām, Un mums ir jāsaprot, uh, ko nozīmē šis macaks spriedums, uh, kas attiecas uz dažām brīvprātīgu ugunsdzēsēju kategorijām un viņu dežūras laiku. Tas gal galā var pārsteigt, ņemot vērā uh, specifisko situāciju, kādā atrodas daži brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešams paskaidrojums, un paldies, komisārs Kunds, ka jūs to sniedzat. Tagad otrais punkts. Es rūpīgi ieklausījos komisārs Konzi jūsu teiktajā. Es piefiksēju, ka komisija vēlas ņemt vērā um, dalībās specifiskos modeļus, jeb sistēmas. Jūs pavisam pamatot arī atgādinājāt par subsidiaritātes principu ievērošanu šajā jomā, par to es priecājos. Un tam vajadzētu ļaut saglabāt mūsu glābšanas dienestu darbu un ļaut uh, mobilizēt palīdzības spēkus ārkārtas situācijās visā Eiropas Savienībā. Tieši to es arī vēlos. Un trešais punkts. Šodien mums ir iespēja atgādināt par to, cik absolūti nepieciešams ir civilās aizsardzības mehānisms un ka tas ir jāatbalsta ar pienācīgiem Eiropas instrumentiem. Mums ir nepieciešams labāk koordinēt glābšanas pasākums, jākonsolidē Eiropas civilās aizsardzības modelis, lai krīzes situācijā mēs varētu rīkoties un dalīties pieredzē. Un noslēgumā um, vēlos uh, paust <clears throat> atzinību par to, ka mēs grasāmies saglabāt nacionālos modeļus. Daudzos gadījumos tie balstās uz altruismu un brīvprātību, kas darbojas veiksmīgi un kas ļauj arī sniegt um, pakalpojums un dinamizēt Eiropas Savienību ar um, tādām, um, tādiem sirds pasākumiem, kas ir efektīgi. Mums ir nepieciešama tāda sistēma, kas vislabāk aizsargā pilsoņus, kas ļauj konkrēti īstenot solidaritāti un ziedošanos sabiedrības labā. Paldies! Paldies, un tagad uz divām minūtēm Rūžē kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Godātie kolēģi, jūs nesat daudz skaitlīgi. Eh, drosme, kāda ir brīvprātīgajiem ugunsgrēdzēsējiem, mums atgādina to, ka katru dienu vīrieši un sievieši, kas strādā kā brīvprātīgi ugunsdzēsēji un arī profesionāli ugunsdzēsēji, ir gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai glābtu mūsējās. Katru dienu Francijas lauksaimnieki, uzņēmēji velk eh, šo darbu apģērbu, lai steigtos palīgam. Eh, tomēr eh, šī mm, eh, deksme un drosme tiek slikti atalgota. Viņiem ir lielas grūtības sniedzot glābšanu. Viņi jūtas izolēti un nepietiekami cienīti. Viņu situācija nav uzlabojusies kopš mm, Marinas Lepenas runas pēdējā gadā. Uh, Tiesas spriedums eh, neļaus sasaistīt eh, profesionālo un brīvprātīgo darbu finanšu iemeslu dēļ un pilsonisko iemeslu dēļ. Eh, profesionalizāciju nevar tā paredzēt. Ikdienas un krīzes glābšanas palīdzība netiks vairs nodrošināta šobrīd uz francūžu un mūsu sabiedrību izturības rēķina. Francijas uh, modelis balstās uz brīvprātīgo modeli, kur 80% sastāda brīvprātīgiem. Eh, profesionalizācija nav vēlama, nedz paredzama, tamdēļ būtu nepieciešams pieņemt eh, specifisku direktīvu šī sasaukuma laikā. Vēl bez juridiskajiem aspektiem tas ir politiskas un sabiedriskas dabas jautājums, un tas attiec arī uz citām uh, valstīm, jo te runa par vērtībām un sabiedrību. Brīvprātīgais ugunsdzēsējs eh, savas gribas vārdā vēlas aizsargāt savu mm, eh, valsti un eh, savus iedzīvotājus. Arvien vairāk pieauga drošības problēmas un būs grūti paļauties uz brīvprātīgo ieguldījumu visur Eiropā. Tamdēļ ID grupā un nacionālajā mm, Uh, grupā, ko vada Lepēnas kundze, mums ir piedāvājums veidot uh, federāciju. Paldies, Ružē kungs, vai jūs pieņemtu zilās kartītes jautājumu no Zelevskas kundzes? Ružē, ex... Ružē kungs, vai jūs pieņemtu zilās kartītes jautājumu no Zelevskas kundzes? Okay, uh, Madam Zalewska, the floor is your. Vārds Zelevskas kundzei. Pani Prevodničonca, pani komisārs, e, šanov. Paldies! E, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, es vēlētos pateikties e, visu pirms komisārei, kura ir paudusi cieņu ugunsdzēsējiem un uzsvērusi dažādību tajā, kā tiek organizēti ugunsdzēsēju pakalpojumi Eiropā. Es domāju, ka pārāk liels regulējums var tikai likt sprunguļus um, Mm, brīvprātīgo asociāciju riteņos, un tas uh, būtu ļoti kaitnieciski. Mūsu debatēs mums vajadzētu ņemt vērā specifiku, kāda ir katrā valstī. Un man ir tas gods pārstāvēt Poliju. Varu teikt, ka šajos trīs pēdējos gados bija daudz sarežģījumu, kas radās tieši pieņemto lēmumu dēļ. Vēlreiz vajadzētu uzsvērt uh, cieņu, kādu pelnījuši ugunsdzēsēji. Mēs par 30% palielinājuši budžetu. Eh, priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Zilās kartītes procedūra ir uz pusminūti. Eh, Turklāt ir jāuzdod jautājums, nevis jāsniedz komentārs. Tāpēc vai šis bija jautājums Uržēkungam? Atbilde bez mikrofona. Labi, turpināsim. Saka priekšsēdētāji uz pusotru minūti Džambatska kungs. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Paldies, kolēģi! Komisārs kundze! Pēdējo gadu laikā esam pieredzējuši eh, daudz uh, gadījumu, kas apdraud pilsoņu drošību. Pēdējos mēnešos un gados arī esam piedzīvojuši iznīcinošus ugunsgrēkus, kas apdraud dzīvības un iznīcina īpašumus. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji bieži vien palīdz profesionāļiem. Es pats arī esmu palīdzējis profesionāļiem ugunsdzēsējiem, uh, cenšoties apdzēst mežu ugunsgrēkus. Tas ir ļoti atbildīgs un grūts uzdevums. Mums nevajadzētu pieļaut uh, pārmērīgu regulējumu, lai, kas apdraudētu brīvprātīgo statusu. Eiropas Savienības tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka dežūrs laiks būtu uzskatāms par darba laiku. Tas nozīmētu, ka ugunsdzēsējiem būs divi e, darbi, ka viņiem būs iespējams tos apvienot, bet te arī saskatāmas problēmas. Uh, Direktīva par darba laiku tika sagatavota atšķirīgā kontekstā. Un tā ir nevajadzētu mazināt eh, motivāciju vai kā citādi apdraudēt brīvprātīgos ugunsdzēsējus ar visu cieņu Eiropas Savienības tiesai. Mums nevajadzētu ļaut eh, to, ka mm, mūs izsit no līdzsvara uh, šāda veida spriedumu. Mums vajadzētu meklēt optimālu risinājumu, lai izvairīties no tā, ka tiek apdraudēts ugunsdzēsēju brīvprātīgais status. Paldies, tagad viena minūte Zlatovska kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, patiešām nesam kuplā skaitā, plenārsēžu zālē pārstāvam dažādas grupas, dažādas dalību valstis, bet uh, runājam par vienu un to pašu. Ugunsdzēsēji ir ļoti svarīga drošības daļa Eiropas Savienības dalību valstīs. Ugunsdzēsēji ir ļoti drosmīgi cilvēki, kas visu pirms domā par citiem. Viņi riskē ar savu dzīvību. Ugunsdzēsēji darbs ir kaut kas fantastisks, lai veidot sociālo kapitālu vairākos reģionos, tostarp arī manā. Uh, Nu, manā apgabalā ir ugunsdzēsēju stāsti, kas uh, saistās uh, ar vairākiem gadsimtiem, pat reizēm 200 gadus seni šie stāsti ir. Nu, ņemot vērā šo atmosfēru, es vēlētos teikt, ka piekrītu sociālistu kolēģim, kas nu pat teica, ka mēs ļoti daudz saņemam no ugunsdzēsēju puses un mums būtu viņiem arī kaut kas jādod pretī. Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu komisāras kundzei Taisenes kundzei. Paldies, priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Es ļoti rūpīgi ieklausījos jūsu teiktajā. Es ceru, ka man izdevās kliedēt dāļu no bažām, kas saistījās ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusu Eiropas Savienībā. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir ārkārtas un eh, arī aizsardzības dienestu ļoti svarīga daļa un nodrošina šo dienestu efektivitāti. Par to nav nekādu šaubu. Varu piebilst, ka man personīgi ir liels respekts pret viņu apņemšanos. Eh, tas, kā tiek organizēti un darbojas eh, Ugunsdzēsēji dienesti ir dalību valstu kompetencē. Katrai ir sava specifika un vajadzības, bet ir ļoti svarīgi aizsargāt brīvprātīgo veselību, drošību un parā, parūpēties par to, ka brīvprātīgā status netiek izmantots, lai apietu darba likumdošanu tur, kur tā būtu piemērojama. Pastāvošie noteikumi paredz eh, elastīgumu. Uh, Eh, šo pakalpojumu organizācijā, kā jau es to izskaidroju ievadā. No savas puses esmu priecīgi atvieglot saziņu starp dažādām dalību valstīm, eh, ko var, mm, kas saistīta ar maceka eh, nospriedumu, un rast platformu risinājumiem, kas atrasti vairākās dalību valstīs. Specifiska direktīva šādai aizsardzībai tika piedāvāta Francijas senātā un arī šo ugunsdzēsēju federāciju to piedāvāja, bet es nezinu, vai tas būtu patiešām nepieciešams un vislabākais risinājums. Bet sapratīsit, ka e, tā kā esmu aizejošās komisijas e, pārstāve, es nevaru apņemties e, nākt klajā ar kādu iniciatīvu attiecībā uz nākamo komisiju, bet varu sniegt dažus galvenos elementus, ieņemt skaidru pozīciju diskusijās kādu jūs noteikti turpināsiet ar manu pēcteci. Lielas paldies un paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies, komisāras kundze. Debates noslēdzam. Sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās sesijas sākumā. Ja iebildumu nav, tad virzīšu uz priekšu rezolūcijas, kas tika pieņemtas tiem. Eh, cilvēkiem un struktūrām, kas ir atbildīgās. Šī sesija tiek pārtraukta un sanāksme noslēgusies. Lielas paldies!